Prendiamo posto, kolēģi. E Lūdzu, kolēģis, ieņemt vietu. Eiropas parlamenta vārdā un arī manā personīgā vārdā vēlos paust līdzjūtību tuviniekiem un uh, uh upuru draugiem uh, pēc tam, kad uh, Ukrainas lidmašīna neilgi pēc tam, kad pacēlās no Irānas galvaspilsētas Teherānas, uh, trešdien nogāzās un visi pasažieri, kā arī apkalpslocekļi gājuši bojām. Mēs ceram, ka notiks ļoti uh, korekta, caurskatāma izmeklēšana, lai tas nodrošinātu taisnīgumu bojā gājušajiem šajā traģēdijā. Es aicinu visus tagad ievērot klusuma brīdi viņus pieminot. Grazie. Paldies. Vēlas izteikties eh, Rasa Jurkņēvičienas kundze, lūdzu. Will... Godētais priekšsēdētāji, turpināšu lietuviešu valodā. Eh, 13. janvārī 1991. gadā notiek pēdējais uh, cīņas par Baltijas uh, valsts neatkarību. Vairāk kā 50 gadus mēs dzīvojam zem Rībentrau-Molotovu pakta uh, pārākstā un šķelšanās, uh, taču mēs uh, uzvarējām. Tāpēc Mēs šodien pieminām 13. Eh, janvāri, jo ne tikai esam tur zaudējuši savus līdzcilvēkus, cilvēkus, kas tajā dienā aizstāvēja mūsu brīvību. Šī ir uzvaras diena, kas sagatavoja mūsu ceļu tālāk uz Eiropas Savienību un NATO. Otrās pasaules kara beigas eh, mums notika divus gadus vēlāk, 93. Eh, gada 7. septembrī, kad padomju armija iz izgāja no Lietuvas, un tagad mēs arī nesājam šo, um, šo um, ziedu Polijā, Bulgārijā un uh, arī citur ļoti daudz gāja bojā, un es vēlos pateikties visiem, kas balsoja par svarīgo rezolūciju novembrī, arī ņemot vērā Krievijas federācijas nesenos uzbrukums pret mūsu izmeklētājiem un tiesnešiem, kas izmeklē 13. janvāra noteikums Eiropas Savienības solidaritāte ir izšķirīgi svarīga. Liels paldies! Godātie kolēģi, vispirms eh, man ir prieks jūs visus redzēt, ceru, ka esat pavadījuši lieliskas brīvdienas. Tagad atsākām Eiropas parlamenta plenāru sesiju, ko pārtraucām 18, 19. decembrī 2019. gadā. 19. decembra protokols ir izplatīts, vai ir kādi komentāri par šo protokolu? Nē, komentāru nav. Tādējādi mēs apstiprinām um, protokolu tagad paziņojumi. ETP un EKR grupas ir komunicējušas man dažas um, lēmumus, grozījumi pār nominācijām komitejās un delegācijās. Tad nu šie lēmumi tiks iekļauti. Uh, Mm, eh, šīs dienas plenāras sesijas protokolā un lēmums stāsies spēkā ar eh, šīs dienas datumu. Eh, pēc Karolīns Edstādlers ievēlēšana Austrijas pā valdībā parlaments pieņems zināšanai viņa, to, ka viņas vieta šeit ir brīva, sākot ar 20. gada um, jā, 7. janvāra kolēģi kļuva par uh, Eiropas lietu ministri, un tad arī mēs viņu apsveicam ar to un vēlam visu labāko. Tālāk Ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas lēmumu, kas ir pieņemts 19. gada 19. decembrī, Eiropas parlaments pieņem zināšanai to, ka par Eiropas parlamenta deputātiem Spānijas vārdā kļūst Junkeras Ivijas kungs, Puģdem un, un Kazamajo, kā arī Komino Liveres, sākot ar 19. gada 2. jūliju, ņemot vērā lēmumu, ko pieņēmusi Hunta Electoral Central um, 20. gada 3. janvārī un arī pēc tam, kad augstākā tiesa 20. gada 9. janvārī pieņēma savu lēmumu, Eiropas parlaments pieņem zināšanai, ka Oriela Junkera Sīvijas kunga vieta šeit Eiropas parlamentā ir tūkša sākot ar 20. gada 3. janvāri janvārī, sākot tas atbilstīgi reglamentam. Tad reglamentam atbilstīgi trešajam pantam, otrajam punktam, un ja, ne, ja ne, nav nekādas uh, um, tātad uh, pretrunas, nav nekāda apstrīdēta šie lēmumi. Tad arī Komino Oliveras kungs, kā arī Pašdemona Kazamajo kungs piedalās Eiropas parlamenta darbā ar nosacījumu, ja viņi nav atklājuši, ka viņi izpilda kādu uzdevumu, vai viņam ir kāds pilnvars, kas ir pretrunā ar Eiropas parlamenta deputātu uzdevumiem. Elizabete Eres. Lūzija Elizabeth Hāris kundze, anunciēta Merīdī Smog kundze, kā arī Džona Longort kungs. Viņi vairs nav deputāti, kas nepiedara nevienai politiskajai grupai. Viņi ir eh, sākot ar 2020. gada 10. janvāri pievienojušies EKR grupai. Pušdemon, Kazamajo, kā arī Komina Oliveres kungi ir eh, pie politiskām partijām nepiedaroši deputāti. Jurija grupai komiteja ir lēmusi uzsākt starp institucionālās sarunas um, padomes pirmajā uh, lasējumā atbilstīgi 72. noteikumam. Uh, Eiropas parlamenta nostājas ir pieņemta pirmajā lasījumā, lai varētu pieņemt šīs sarunas mandātu. Uh, tad šīs nostājas ir pieņemts Eiropas parlamenta plenāra sesijas lapā. Uh, Tad arī šīs dienas plenāra sesijas protokolā mēs publicēsim šo nosaukumus. Tad atbilstīgi arī nosacījumiem gribu informēt plenārs. Godētas kolēģi, lūdzu apsēdieties. Lūdzu, nomierinieties. Mēs par šo, šiem jautājumiem nedebatējam. Nedošu nevienam vārdu. Vēlos informēt, ka trešdien uh, Trešdien tātad atbilstīgi 79. noteikumam, atbilstīgi parlamenta reglamentam kopā ar pārdomas priekšsēdētāju parakstīsim divus tiesību aktus, kas ir apstiprināti ierastajā likuma pieņemšanas procedūrā. Likuma Likuma nosaukumi tiks publicēti šīs dienas plenāra sesijas protokolā. Lūk, par šo mēs nedebatējam. Tagad darba kārtība galīgais darba kārtības projo, projekts. Godātais kungs, lūdzu, apsēdieties! Lūdzu, nomierinieties! Galīgais darba kārtības projekts, ko ir apstiprinājusi priekšsēdētāja konferences 9. janvārī atbilstīgi 157. pantam, ir visiem pieejams un izplatīts. Un tagad izskatīsim dažus grozījumu priekšlikumus šai sakarā. Pēc konsultācijām, kas ir noturēts ar politiskajām grupām, es vēlos piedāvāt plenāru sēsijai sekojošas priekšlikums attiecībā uz darba kārtības grozījumiem, īpaši runājot tagad par ceturtdienu debašu nosaukums par Burundi īpaši uh, apcietināto žurnālistu lietas aizstāt ar Burundi īpaši, kas attiecas uz vārda brīvību. Vai ir iebildumi pret šī nosaukuma maiņu? Iebildumu nav tādā gadījumā. Apstiprinām šīs izmaiņas. Tālāk pirmdiena. ETP grupa ir lūgusi, lai komisijas paziņojuma nosaukums par pārobežu organizēto noziedzību tās ieteikumu uz brīvu pārvietošanos tiktu mainīts. Pārobežu organizētā noziedzība un tās ietekme uz brīvu pārvietošanos, konkrēti Malbas un Kopenhāgenes gadījumi. Godētais uh, Tobē kungs vēlties mūs iepazīstināt ar grupas priekšlikumu, lūdzu. Has, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Zviedrija saskārusies ar nopietnām problēmām, kas saistītas ar vardarbību, kas izriet no organizētās noziedzības, un Malmas pilsētas īpaši ietekmējas. Uh, Bums, sprādzieni un šaušana tagad kļūst par ikdienas dzīvi. Pagājušā gadā Dānijas valdība ieviesa robežu kontroli uz uh, robežas ar Zviedriju, lai aizsargātu savus pilsoņus no bandām, kas nāk no Zviedrijas. Tas ir nebijis gadījums. Neviena valdība nekad vēl nav tik skaidri norādījusi uz bandu uh, locekļiem kādā kaimiņu valstī, lai ievies no jauna robežu kontroli. Uh, EPP ierosina, ka šie gadījumi būtu jāmin arī debašu virsrakstā, un mēs aicinām izlemt šo jautājumu ar personālu balsojumu. Tas, ka S&D grupa nevēlas, uh, lai tiktu pieminēts problēmas Malmē, lai tas parādītos virsrakstā, tas ir nožēlojami. Uh, Izmantosim šo iespēju, lai kaut ko mainītu. Mēs saskaramies ar nopietnām problēmām. Tas ir eh, svarīgi Zviedrijai, Dānijai un Eiropai. Paldies! Grāci, onore... Jā, paldies, Tobēkungs! Vai kāds vēlas izteikties eh, pret šo priekšlikumu? Lūdzu, priekšsētāji Rāčs kundze. Man tiešām liekas nožēlojami, ka tagad mēs, izmē, kad mēs tagad izmantojam šo iespēju mainīt darba kārtības projektu, lai trešo reizi pēc kārtas atkal uzvarētu kādu balsojumu, par ko zaudē, kur zaudēja tie divas reizes. Es to saku, jo ETP jau divkārt. Uh, ir mēģinājuši šo jautājumu skatīt arī priekšējuši konferencē, bet pārējās grupas skaidri mēs pateicām, kāda ir mūsu nostāja. Ja ir nepieciešams, tad arī tagad varam to atkārtot. Uzskatām, ka ir ļoti svarīgi runāt par uh, pārobežu organizēto noziedzību, uh, bet nevajag kriminalizēt ļoti konkrētu jautājumu un uzbrukt konkrētai pilsētai šajā gadījumā. Taču jūs joprojām uzstājat uz to, nu tad eh, um, arī mūsu politiskā grupa neatkāpsies no savas nostājas. Paldies! Labi, tagad balsosim. Personāla balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Respinta. Noraidīts. Sempre lunedì. Joprojām par pirmdienu ID grupa ir lūgusi, lai komisijas paziņojuma nosaukums par pusošiem krūmāju ugunsgrēkiem Austrālijā un citas ekstremālās klimata pārmaiņas izraisītas laikapstākļu izpausmes tiktu mainīts. Tātad postoši krūma jūgunsgrēki Austrālijā aktivēs, aktivējot RESK EU programmu. Un tagad uh, Melins kundze ID grupas vadā. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi ņemot vērā šos šausminošos notikumus, eh, kur tūkstošiem dzīvnieku un insektu sugu ir izkūpējušas dūmos pāris mēnešu, pāris nedēļu laikā, mums ir jārīkojas. Un š, mums ir jāsaprot, ka Eiropa var būt solidāra ar šo lielo valstu, kas ir Austrālija. Programma Rescue, tās uzbūve tomēr ļauj palīdzēt arī Austrālijai. Tāpēc mums būtu jānosūta operacionālās un loģistiskās um, palīdzības um, kopums, un mēs vēlētos, lai tas parādītos arī uh, šajā nosaukumā. Paldies! Grazie eh, per un intervento. Paldies! Pret izteiksies uh, Kokalis kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji! Diemžēl eh, šis murgs, kas notiek Austrālijā, nenotiek viens ne no kā. Tas notiek klimata pārmaiņu dēļ, tāpēc mēs piekrītam, ka tiek mainīts virsraksts, taču mēs uzskatām, ka uz mums gulsts morāls pienākums izmantot eh, rescue visur pasaulē, tāpēc mēs neiebilstām pret to, ka šī uh, programma tiek pieminēta uh, virsrakstā, bet mēs vēlētos, lai būtu atsauc uz klimata pārmaiņām arī šajā virsrakstā. Paldies! Labi, jā. Esam tagad uzklausījuši abus šos priekšlikumus. Tagad balsosim ar uh, roku pacelšanu, kurš ir par un tad kurš atbalsta Melēns kundas ID grupas priekšlikumu paceliet rokas. Kurš ir pret? Quindi Tādējādi nemainām darba kārtību. Tālāk trešdien goja lūdza iekļaut padomus komisijas paziņojumu par Eh, tiesību sargājošo spēku pārlieku lielu spēku izmantošanu miermīlīgo protestu laikā. Tas būtu otrais punkts debatēs. Eh, tās tika noslēgtas ar rezolūciju, par ko balsosim ceturtdien. Ansofija Peleķēgo vārdā lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Pirms gada šajā Eiropas parlamentā mēs nobalsojām par rezolūciju pret vardarbību no policijas puses. Šobrīd mēs redzam Eiropā um, demonstrāciju dalībniekus, uh, pret kuriem vēršas policijas spēki, un es jo īpaši domāju par Grieķijas, Beļģijas, Rumānijas, Polijas, Francijas un citiem pilsoņiem. Par spīti uh, ANO nevalstisko organizāciju un Amnesty International, International nosodījumam uh, un citu organizāciju nosodījumam tas tomēr notiek. Š Atgādināšu, ka šonadēļ uh, kārtības uh, sargi vērsās pret kādu jaunu sievieti, tāpēc goja pieprasa debatas un rezolūciju par aizliegumu izmantot uh, dažādus ieročus no policijas spēku puses. Spēka pielietojumam ir jābūt samērīgam Mēs runāsim par pamata brīvībām šonadēļ, un es vēlos atgādināt, ka tiesības uz demonstrācijām ir pamatiesības, kas ir uh, jāgarantē Eiropas Savienībā. Paldies! Intervento. Paldies! Kurš pret? Eh, lūdzu, Kenba kungs. No, sorry. Mikrofon. Sorry, ok. Kenba kundze. Čonsi, droga pani, chce powiedzieć. Priekšsēdētāji. Es domāju, jūs atsaucāties arī uz manu valsti, Poliju. Polijā demonstrācijas notiek ļoti miermīlīgi un uh, tās neapspiež policijas spēki, bet kas attiecas uz uh, tiesiskumu Francijā, jā, tas noteikti ir jāievēro. Taču mums ir sava nostāja un es vēlētos uh, EKR uh, grupas vārdā lūgt jums uh, piedāvāt uh, pašiem savu rezolūciju, jo mums arī ir priekšlikums grozījumiem. Jā. Un tagad personāla balsojums. Sākam balsot. Prego. Honorevole Garcia Pérez. Garcia Pérez kundz, lūdzu vai būtu iespējams uh, atsevišķi balsot, jo šis priekšlikums, kā mēs saprotam, debates ar rezolūciju. Mēs gribētu atbalstīt debates taču esam pret rezolūciju. Vai būtu iespējams sadalīt šo balsojumu? Mēs atbalstītu debatas. Allora, prima vot... Tad pirmais balsojums pār Peleķie kundzes priekšlikumu. Debates bez rezolūcijas. Kurš pār? Sākam balsot personāla balsojums. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Respinto. Noraidīts. Quindi l'ordine del giorno resta invariato. Tad nemainām darba kārtību. Labi. Trešdienai, kā ir lūdza iekļaut kā otru darba kārtības punktu, komisijas paziņojumu par uh, uh tie tiesvar Francijā īpaši par neseno vardarbību izvērsta pret protestiem, kurās piedalījās jūristi, debates un rezolūcija, par ko būs balsojums ceturtdien lūdzu Kempas kundze EKR grupas vārdā. Dziękuję, panie przewodniczący. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Kas attiecas uz um, spēku pielietojumu, vēršoties pret demonstrāciju dalībniekiem Parīzē, uh, Uh, pret miermīlīgu demonstrāciju dalībniekiem. EKR grupas vārdā mēs uh, lūgt iekļaut darba kārtībā debats ar rezolūciju par tiesiskumu Francijā. Mums ir jāatgādina par to, ka uh, tiesības uz demonstrācijām ir pamatiesības Eiropas Savienībā saskaņā ar 11. pantu pamatiesību hartā ikvienam vajadzētu būt tiesībām brīvi pulcēties un piedalīties demonstrācijās. Un, uh, spēka pielietošana pret demonstrācijas dalībniekiem um, ir pretrunā ar šo hartu un Lisabonas līgumu. Lielās uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā Francijā, ja tiek pārkāpt šāds noteikums, tas nav pieņemami. Tāpēc mēs vēlētos, um, lai šis jautājums tiktu izlēmts ar personāla uh, balsojumu, lai ik viens varētu izteikt savu viedokli. Paldies! Un tagad pretarguments. Kurš vēlas izteikties? Neviens. Nevienam nekas sakāms pret, tādā gadījumā balsosim ar roku pacelšanu par Kempas kundzes priekšlikumu. Kurš atbalsta, kurš ir pār Kempas kundzes priekšlikumu? Pret. Noraidīts. Tādēļ esam darba kārtību grozījuši un pieņēmuši. Tagad pirmās debatas par postošiem krūmā ugunsgrēkiem Austrālijā. Dosim vārdu tagad komisāru kungām, Lūdzu Šefkoviču kungam. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Thank you very much, Mr. President, honorable members. Godētie deputāti, es pagaidīšu kādu brīdi, lai zālē iestājas klusums. One... Kolēģi, būs uh, tagad vienu minūti ilgs pārtraukums, lai tie deputāti, kuri nevēlas piedalīties debatēs, varētu iziet no plenārsēžu zāles, bet lūdzu dariet to pēc iespējas klusu. Okay, colleagues, we will start with the commission's... Kolēģi, atsākam darbu. Vispirms komisijas paziņojums par uh, postošiem krūmāju ugunskrākiem Austrālijā un citas ekstremālās klimata pārmaiņas raisītās laika apstākļos viedokļu izpausmes. Gribu jūs atgādināt, ka var pieteikties uh, jautājumu uzdošanai gan elektroniskā veidā, gan arī aizpildot atbilstošu veidlapu. Tagad vārds uh, komisijas vicepriekšsēdētājam uh, Šefčovičkungam. Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Par spīti dramatiskiem un es teiktu traģiskiem notikumiem, es gribu eh, jūs tomēr vispirms apsveikt eh, jaunajā gadā, jo mēs tiekamies pirmo reizi šajā gadā un eh, novēl pēc iespējas laimīgu, veiksmīgu 2020. gadu. Un es arī ļoti augstu vērtēju to, ka uh, Uh, kā pirmais darba kārtības punkts ir iekļauts uh, ārkārtas debates par postošiem ugunsgrēkiem Austrālijā. Un uh, mans uh, gods un uh, prieks ir arī piedalī, pārstāvēt komisiju šajā plenāra sesijā, jo es piedalījos padomu sanāksmē uh, Luksemburgā. Uh, ugunsgrēki Austrālijā ir bez precedenta, ir izpostītas uh, uh, kopienas uh, un uh, mājokļi iznīcināti, ir bojā gājuši uh, dzīvnieki un iznīcinātas ekosistēmas. Šis uh, Eh, šie ugunsgrēki apdraud veselību un iztiks līdzekļus arī citās vietās. Austrālijā, piemēram, Kanberā, gaisa piesārņojums bija 20 kārt uh, lielāks par pieļaujamo normu. Mēs uh, paužām solidaritāti ar Austrāliju. Eiropas Savienība ir gatava sniegt palīdzību Austrālijas tautai. Uh, Vakar mans eh, kolēģis komisārs Lenārčičs runāja ar Austrālijas eh, ministru, paužot Eiropas Savienības gatavību sniegt atbalstu Austrālijai šai krīzē. Eh, tāpat ir jārunā par iespējām dislocēt ugunsdzēsējus Eiropas arī civilās aizsardzības mehānisma ietvaros. Uh, Austrālijas uh, atbildīgais ministrs uh, atbildēja, ka šobrīd papildu palīdzība nav vajadzība. Godātie kolēģi, zinātnieku atzinumi ir skaidri. Klimata pārmaiņa šādus uh, notikumus padarīs biežāku. Šis klimata pārmaiņas mūs skars arvien vairāk un arvien intensīvāk. Vai tiešām vajadzīgi vēl papildus pierādījumi tam, ka ir jānovērš klimata pārmaiņas un vides iznīcināšana, un ka tas ir jādara neatliekami. Mums kopīgiem spēkiem Eiropā, Austrālijā un visā pasaulē ir jāmazina klimata pārmaiņu intensitāte, un mums ir jābūt līderiem pasaules mērogā, veicot pasākums klimata aizsardzības jomā. Un eh, saskaņā ar Eiropas zaļo kursu rī, šāda rīcība ir mūsu galvenā prioritāte. Mums ir jācīnās pret klimata pārmaiņām un jāsadarbojas ar partneru valstīm, tīpaši G20 valstīm, kuras rada trīs ceturdaļas no visām emisijām globālā mērogā. Mums ir jāveido dialogs par klimata pasākumiem. Uh, Uh, saskaņā ar pamat uh, vienošanos. Komisija pateica par iespēju rīkot šīs debates par steidzamību klimata aizsardzības jomā. Šajos apstākļos mums ir jāuzsver tas, ka ir jārīkojas globālā mērogā un mums ir jāuzņemas vadošā loma cīņā pret klimata pārmaiņām, un uh, komisija vienmēr jūs atbalstīs šajā darbā. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Tagad politisko grupu pārstāvjiem vārds un Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Bentels kundzei vārds. Paldies, uh, uh, priekšstādātājs kundze, uh, komisāra Ševčevičs. Paldies par šo ziņojumu. Un tagad divi uh, komentāri. Pēc uh, Madrides um, konf klimata konferences mums ir uh, jāpārskata un jādara vairāk, lai panāktu Parīzes vienošanās mērķu īstenošanu un zaļā kursa īstenošanu. Uh, un ir jāuzņemas visiem uh, sava atbildības daļa, lai mēs nākotnē varētu pārliecināt arī tādus sarežģītus partnerus kā Austrāliju. Tāpat tiek uh, arī izteiktas šaubas par to, uh, vai uh, Austrālijā tiek efektīvi dzēsti ugunsgrēki. Tur ir vismodernā uh, kādās metodes eh, izmantotas, bet tomēr ir grūti tikt galā ar jauna veida ugunsgrēkiem. Un arī savu laiku eh, Grieķijā gāja bojā simts cilvēku ugunsgrēkā. Uh, un uh, Austrālijā ir īpaši dabas apstākļi, ir tāpat jāpievērš liela uzmanība profilakses pasākumiem un jāstiprina Eiropas klimāta diplomātija. Paldies, kolēģi, lūdzu, ievērojiet uh, paredzēto uzstāšanās laiku. Tagad progresīvās sociālistu un demokrātu alianses grupas vārdā Eh, Dalīkundze uzstājas. Paldies, priekšsēdētāji, godātāji Šefčoviča kungs. Daudzi var domāt, ka tas, kas notiek Austrālijā, notiek attālā kontinentā un tas nekādi neskar Eiropu, bet tā tas nav. Pieaug CO2 eh, saturs atmosfērā, tāpat eh, toksiskas vielas nokļūst atmosfērā. E, jaunajā uh, Dienvidu Velsā un Kvīnslendā 6 miljonu tonu CO2 izmeši radās un uh, tur ir novērojami pat uh, uguns uh, tornādo. Ir izdegusi uh, tāda teritorija, kura atbilst Beļģijas un Nīderlandes teritorijai kopā. Ir uh, bojā gājuši ar kā 20 cilvēki. Un ir cietusi bioloģiskā daudzveidība. Austrālijā ir unikālas dzīvnieku sugas, kas nav atrodamas citviet. Un Eiropas Savienībā ir jāturpina uzņemties līdera loma cīņā pret klimata pārmaiņām. Mēs uh, pieredzējām eh, Brazīlijas valdības rīcību, kad Amazonija bija liesmās, un arī to, ka Austrālijas valdība vilcinājās saistīšos ugunsgrēks ar klimatu pārmaiņām. Un ir pat uh, paredzēts uh, izmantots uh, glukolu, lai pildītu uh, Parīzes vienošanās, un tas ir absolūti nepieņemami. Mēs uh, taču runājam par klimatu pārmaiņām, tās skar mūs visus, un mums ir jāpalīdz Austrālijas valdībai atzīt, ka klimata uh, pārmaiņas pārstāv, eh, pastāv ierobežot fosilā kurināmā izmantošanu. Tas jādara pirms ir vēl par vēlu. Paldies tagad Riņu Europe grupas vārdā Millers kundze. Paldies Austrālijas un Jaunzēlandes sadarbības delegācijas vārdā vēlos paust līdzjūtību visiem, kas cietuši krūmāju ugunsgrākos, ir gājuši bojā cilvēki, ir gājis bojā arī cilvēku īpašums, un mēs paužām solidaritāti ar Austrālijas tautu. Mēs jūtam līdzi bojā gājušo un Eh, ievainoto piedarīgajiem. Protams, rodas jautājums par to, kāda, kādi cēloņi ir šiem katastrofāliem ugunsgrēkiem. Austrālijā ir karsts un sauss klimats, un tas arī veicina uh, Uh, ugunsgrēku izplatīšanos, tāpat ir noteiktas uh, augu sugas arvien izplatītākas kļuvušas, bet i, klimats kļūst sausāks un karstāks, un tas ietekmē arī krūmāju ugunsgrēkus. Uh, mums, uh, kā, ko uh, mums darīt šādā situācijā? Mums ir jāizvērtē, vai mūsu katastrofa pārvaldības mehānisms ir uh, pietiekami uh, Uh, uh, izvērsts, lai mēs varētu palīdzēt arī citām valstīm. Protams, arī Austrālijai ir jāpilda savi klimata mērķi un jānodrošina tiešām to sasniegšanu. Ir e, uh, lielāk, plašāk jāizmanto atjaunojamās e, enerģijas avoti. Un e, mēs jau Uh, mūsu parlamenta delegācijai būtu jādodas uh, februārī jau uz uh, Austrāliju, lai iepazītos ar situāciju mežu ugunsgrāku jomā un ar to, kas tiek veikts klimata pārmaiņu apkarošana. Un jāsaka, ka mēs esam gatavi palīdzēt mūsu Austrālijas draugiem cīnīties pret šiem lieliem izaicinājumiem. Thank you very much. Now... Paldies. Tagad zaļo uh, grupas vārdā uh, Homgren kungs. Paldies priekšsēdētāji. Austrālija šobrīd piedzīvo uh, jebkad uh, reģistrēto karstāko un saustāko vasaru. Uh, Decembrī eh, vidējās temperatūras bija par 4 grādiem augstākas nekā tas parasti ir un 1,7 eh, grāda augstāks nekā iepriekšējais rekords, tas ir, eh, kas bija reģistrēts pagājušajā decembrī. Un par to klimata eksperti mūs ir jau ilgu laiku brīdinājuši. Karstuma viļņi izraisa sausumu un eh, tas viss veicina arī mežu un krūmāju ugunsgrēku izplatīšanos. Jāatzīst, ka eh, tas, kas tiek veikts eh, Eiropas saimnībā, ir nepietiekami, un tāpat arī Ķīnā un uh, Indijā un citās valstīs arī netiek veikti pienācīgi pasākumi. Arī Eiropā mēs piedzīvojam arvien karstākas vasaras, un tādēļ mums ir jādara daudz vairāk un tūlīt, nevis jāgaida 2030. vai 50. gads. Liels paldies! Identitātes un demokrātijas grupas vārdā Limers Kundze. kas man visvairāk traucē šajās diskusijās, ir šī sensacionālā pieskaņa par runā kreisie un zaļie attiecībā uz uh, krūmāju ugunsgrākiem Eiropā. Tās esot, uh, tas viss saistīts ar uh, cilvēku radītām klimata pārmaiņām. Kaut gan šādi uh, Uh, ugunsgrēki ir raksturīgi uh, Austrālijas ekosistēmai. Tādi reģistrēti gan 18. Gads, 19. gadsimtā, gan vairāk kā 20. gadsimtā. Un saskaņā ar statistikas datiem pēdējos 120 gados uh, šādi ugunsgrēki ir notikuši. Tāpat ir arī uh, Uh, tīši izraisīti ugunsgrēki un arī zaļo protesti pret uh, mēžu, apsaim, mēžu apsaimniekošanu ir radījuši ugunsgrēku izplatībai labvēlīgākus apstākļus. Thank you on behalf of the European. Paldies, un tagad um, konservatīvo un reformistu grupas vārdā uz vienu minūtu vārds Višņevskas kundzei. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Cīmē kolēģi, ja mēs paraugamies uz situāciju Austrālijā, tā ir eh, ļoti nopietna. Mēs redzam, ka šie ugunsgrāki ietekmē veselu kontinentu un jau nedēļām ilgi tas noposta visu Austrālijas dabu, apdraud bioloģisko daudzveidību, apdraud arī cilvēku un dzīvnieku dzīvību. Uh, Protams, ka mūs ļoti satrauc tur notiekošais arī šis sausums, kas turpinās tik ilgstoši, un arī citi faktori, kas veicina šos ugunsgrēkus. Bet nevajadzētu aizmirst, ka krūmai ugunsgrēki nav jaunums Austrālijas kontinentā, kas tāds notiek ik gadus. Un, ja mēs uh, eh, ieklausāmies uh, eh, komentāros, kas uh, izskan diskusijās, mē, mēs, protams, saprotam, ka uh, Eiropas parlaments ir satraukts par klimatu pārmaiņām, bet mums jāsaprot, ka Eiropas parlaments reiz mēnesī eh, ceļo uz Strasbūru, tādējādi razot, ražojot ļoti daudz CO2, un par to arī ir jātabu, jāpadomā. Tas izmaksā ļoti daudz. Paldies! Paldies, un tagad uh, GNGL e grupas vārdā vārds uz vienu minūtu kokaļkungam. Paldies, priekšsēdētāji, uh, vicepriekšsēdētāji kungs. Uh, Austrālijā notiekošais ir satraucoši, bet tas um, nav nekas negaidīts, jo mēs jau iepriekš uh, paredzējām to, ka ugunsgrāki būs ilgstošāk, ka tie uh, radīs arvien postošākas sekas un uh, gaisē uh, e, aplēses ir līdzīgas, arvien plašāk ugunskrāki, arvien plašākā teritorijā. Tas pats tiek paredzēts arī Eiropas dienvidu reģioniem. Un ko tad darījusi Austrālijas uh, valdība vēl bez uh, COP25 lēmuma bloķēšanas? Vicepriekšsēdē kungs, mums nevajadzētu rīkoties tāpat kā austrāliešiem. Mums vajadzētu rīkoties eh, saskaņā ar to, ko no nu mums sagaida zinātnieki un arī mūsu bērni. Mums vajadzētu pielāgoties un mums ir jākļūst par globālu līderi, eh, īstenojot šo jauno zaļo kursu. Lielas paldies! Lielas paldies, un tagad pie politiskajām grupām nepiedarošo deputātu vārdā Evī kundze uz vienu minūtu lūdzu. Paldies prie, eh, priekšsēdētājiem. Kopš septembra Austrāliju skārušie milzīgie ugunsgrēki. Daudz cilvēku gājuši bojā, tūkstošiem hektāru nopostījuši ugunsgrēki. Kamberā, kur dzīvo 500 tūkstoši iedzīvotāji, šobrīd gaisa kvalitāte ir sliktākā eh, pasaulē. Tā ir sliktāka nekā eh, Čīlē vai Argentīnā, un tas vēl ir papildus arguments eh, šajā garajā sarakstā, kur ir dažādas sakas, kas izriet no klimata pārmaiņām. Un ar to, kas tiek darīts, nepietiek. Austrālijas eh, premjerministrs rīkojies eh, novēloti, un viņš arī eh, paziņojis, ka viņš negrasās darīt neko vairāk, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Kopā ar Brazīliju Austrālija ir tā valsts, kura pati liek sev sprunguļus riteņos, neīstenojot šo COP25 vienošanos. Kā gan mēs varam sagaidīt ilgspējīgu politiku un cīņu pret klimatu pārmaiņām, ja nekas netiek darīts. Paldies, un tagad vārds eh, uz vienu minūti Viežikungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Austrālijas problēma nav ugunsgrēki kā tādi. Jāsaka, ka tas nav jauns uh, fenomens. Um, uh, krūmāji ir deguši arī līdz šim, bet ne tik milzīgos apmēros, un uh, pie tā ir novedušas uh, šīs temperatūras, kas pieaugušas, pieaugušas uh, un pārsniegušas vidējās līdz šim. Jāsaka, ka nākotnē šāds scenārija attīst, atkārtosies, un ugunsgrēki vēl, būs vēl plašāki, ja vien mums neizdosies samazināt CO2 izmešus. Austrālija kļūs par brīdinājumu visiem pārējiem, ja mēs turpinās, turpināsim savu līdzšinējo dzīves modeli. Tāpēc mums ir jādara viss iespējamais un nevajadzētu domāt, ka tas uz mums neatiecas. Tā nav izolēta valsts. Paldies! Paldies, un tagad vārds uz divām minūtēm Pirī kundzei. Priekšsēdētāji, paldies! Masveida meža ugunsgrēki eh, plosīja šo valsti pēdējo mēnešu laikā. 28 cilvēki gājuši bojā un tūkstošiem zaudējuši savus mājokļus. Un mēs uh, esam kopā ar austrāliešiem šajā grūtajā laikā. No Austrālijas debesīm nekrīt lietus, eh, bet gan pelni. Uh, Un mums jāsaprot, ka mēs nevaram uz to skatīties, nedomājot par klimatu pārmaiņām. Tā ir ārkārtas klimatiska situācija. Un rodas jautājums, vai šie eh, katastrofālie ugunsgrēki um, ieviesīs zināmu saprātu Austrālijas politikā. Austrālijas premjeras līdz šim nav darījis neko, lai izpildītu savu apņemšanos klimata pārmaiņu jomā. Kopā ar uh, Brazīliju un Saudu Arābiju šīs valstis nedara neko. Un kā gan premjers var um, novērst acis no tā, kas notiek. Protams, ka tā nav tikai un vienīgi Austrālijas problēma. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies mūsdienās. Uh, un postošie ugunskrēki Austrālijā uzsver uh, to, pie kā novedīs uh, rīcības trūkums. Tāpēc mums ir arvien svarīgāk nekā līdz šim noteikt standārtus un uzņemt vadot šo lomu pasaulē. Zaļais kurs nevar būt domāts tikai un vienīgi Eiropai. Klimata pārmaiņām un to apkarošanai ir jābūt daļai no politikas visā pasaulē. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Mums ir jārāda piemērs, un mums ir jāpanāk, lai visi mūsu partneri iesaistītos kopīgā cīņā pret klimata pārmaiņām. Paldies! Paldies! Tagad uz pusotru, vārdu, uz potru, pusotru minūtu vārds Vižulkungam. Madame la Présidente, entendez-vous? Paldies! Vai jūs sadzirdat šos uh, kliedzienus 17 tūkstošus kilometru no Eiropas, vai jūs saprotat uh, cilvēkus, kas ir zaudējuši visu, vai jūs sadzirdat šos kliedzienus no tūkstošiem dzīvnieku, kuri ir sadeguši? Tas ir satraucoši un tas ir trauksmes signāls no visas planētas. Tas ir jāsaprot raugoties uz Austrālijas katastrofu. Tāpēc mums bija pamats vienoties par šo zaļo kursu. Jūs zinat, ka ir daudz um, Eiropas pilsoņu, kas dzīvo Jaunkaledonijā, tikai divu stundu lidojuma attālumā no Austrālijas. Eiropā mums ir jābūt solidāriem, mums ir jāmobilizē savi spēki un uz mums gūstas kolektīvs pienākums. Mēs esam pasludinājuši ārkārtas situāciju klimata pārmaiņu jomā, tāpēc mums ir jāpātrina sava cīņa pret klimata pārmaiņām. Austrālijas katastrofa būs katastrofa, ko mēs nākotnē piedzīvosim visi. Mums ir jācenšas cīnīties pret to visur pasaulē, arī šeit, jo ekoloģiskās uh, drāmas, tām nav robežu, un šis toksiskais gaiss jau ir šķērsojis lielāku okeānu pasaulē. Es vēlos atgādināt, ka um, arī Eiropas bioloģiskā daudzveidība um, ir tāda pateicoties aizjūras teritorijām, un mums ir jādomā par nākotnes uh, paudzēm, un zaļais kurs ir jāīsteno balstoties arī uz aizjūras teritorijām. Paldies! Paldies, un tagad vārds uz vienu minūtu Kavacīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! ugunsgrēka Austrālijā ir murgs, un eh, mēs domājam, ko mēs kā eiropieši varam darīt. Ir pilnīgi skaidrs, ka austrālieši ir pelnījuši mūsu solidaritāti, bet ar to vien nepietiek. Mums ir jāraugās uz to, uh, lai mūsu um, ekonomiskajā sadarbībā tiktu domāts arī par klimatu pārmaiņām. Paraugieties, ko dara Austrālijas premjers. Šogad Eiropas Savienība vēlas noslēgt brīvās tirsniecības nolīgumu ar Austrāliju. Un ir skaidrs, ka tas novedīs pa, pie lielāka CO2 izmešu daudzuma. Um, par to liecina arī ko, um, avotu komisijā. Tas galu galā novedīs tikai pie negatīvām sekām. Otrs piemērs. Mēs visi zinām, ka mums pēc iespējas ātrāk ir jāatsakās no um, ogļu izmantošanas enerģijas ražošanā, bet uh, ogles joprojām tiek iegūts arī Austrālijā. Austrālijā šobrīd ir uh, ugunsgrēku, un mēs saprotam, ko tas nozīmē, tāpēc mums ir jācenšas mainīt savu līdzinējo ekonomisko politiku. Paldies! Lielas paldies, un tagad vārds uz vienu minūti Brunskundzei, lūdzu. Jā, paldies. Šie dramatiskie ugunsgrēki Austrālijā jau ir 28 cilvēkām maksājuši dzīvības un īrijas uh, apmērā ir izdeguši meži, ļoti daudz dzīvnieku gājuši bojā, būs nepieciešami 250 gadi, lai meži varētu atjaunoties, un tas rada milzīgas problēmas arī saistībā ar CO2 uztvēršanu. Ar, cerēsimies ne tikai klimata izmaiņas, bet arī jūsu cildinātais brīvā tirzniecība ir viens no iemesliem. Arī uh, Daiši savā propagandā aicina dedzināt mežus Austrālijā, Eiropā. Arī noziedzīgie ugunsgrēki ir uh, par tiem jāsod vainīgie. Arī uh, ugunsdzēsē tika nosūtīts Austrālija, bet pārāk vēlu. Austrāļi arī izma arī varam izmantot šo RESCU programmu, varam arī izveidot starpvalstu spēkus, lai mēs varētu palīdzēt šādos traģēdijās arī ārpus Eiropas Savienības. Paldies, tagad Peliķē kundze uz minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien mēs runājām par vislielāko, vislielākajiem ugunsgrēkiem, kādus mēs uh, esam. Mm, tā zināšana arī daudz cilvēku gājuši bojā, dzīvnieki ir uh, sadeguši, daudzi vēl uzskata, ka tas nav saistīts ar klimata izmaiņām. Mums kolektīvi ir jābūt sašutušiem par šo visu. Taču jārunā arī skaidri. Nē, tie nav neveiksmīgi apstākļi, kas to ir radījuši, kas ir radījuši šo situāciju. Tas ir tas rogļu biznesmeņi tie, kuri uh, finan, arī ūdeni padara par finansiālu vērtību. Austrālija smok un mūsu valstis eh, tirgo ūdeni. Godātie deputāti, kad mēs runājām par starptautiskiem brīvās tirsniecības nolīgumiem, kas veicina pret ekoloģisko modeli, tad uh, kad jūs pirmdien, kolēģi, balsojat par vīdes ārkārtas eh, situāciju, otrdien balsojat par eh, piesārņotājiem, tad mēs redzam jūsu liekulību, jūsu idealizētā liberālā sistēma raisa klimata traģēdijas. Un jūsu cildinātais tirgus jūs nekad neizglābs. Paldies! Un tagad vienu minūti pedičīnī kungam lūdzu. Prezidente, jo. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos teikt, ka tikko izplatījās e, ziņas par Austrālijas ugunsgrēkiem, tad tūlīt pat arī bija runa par cilvēkiem, e, kas izraisīja šos ugunsgrēkus, lai tikai mazinātu klimata izmaiņu. Nu, ieteikumi ir jārunā arī, kāpēc ir izplatījušies šie ugunsgrēki tik ātri. Mēs redzam, kā vienlaicīgi notiek šie milzīgi ugunsgrēki globālā līmenī - 50 uh, Celsija grādi. Bija tieši tajā brīdī, kad uh, um, bija, sākās visi šie ugunsgrēki, un tas notiek valstī, kas ir lielākais ogles eksportētājs pasaulē, un tā ir tiešām likteņa ironija. Uh, par vienu ar pus grādu, ar pusotru grādu ir palielinājusies temperatūra, un tagad mēs arī varam sākt saprast, kas tad notiks uh, šāda scenārija gadījumā. Paldies! Paldies! Un tagad Evrēns kundz minūti. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. 2020. gadā vajadzēs vinēt bio daudzveidību, taču ugunsgrēki, kas plosa Austrāliju, mums atgādina, cik steidzam ir jārīkojas. Vairāk kā miljārds dzīvnieki ir sadeguši. Uh, liesmās. Daži no šiem dzīvniekiem ir mm, ļoti apdraudētas sugas. Arī šie attēli, kur mēs redzam ķēngurus, koāla lācīšus, mūs visus aizkustina, bet tā ir tikai neliela daļa um, no visiem šiem traģiskiem notikumiem, kā pamatā cilvēka rīcība. Zaudē planētas biodaudzveidību bezprecedenta apmēros. Aizvērt acis, tas nozīmē, ka būsim uh, Um, um, mēs vienkārši izdarām pašnāvību un um, par spīti tam visam mēs nevaram aizsargāt vissvarīgākos resursus no nu, cik visiem šiem uh, klimata mērķiem ir sasniegti, no nu, cik Eiropas solījumiem ir ievērot. Mums ir jāmostās, jāmaina tendence. Eiropas komisija, tāpat kā valstīm, arī ir daudz aktīvāk jāstrādā nākamajā 2030. gada biodaudzveidības stratēģijā. Mums ir jābūt flagmaņiem šajā jomā, lai COP15 tiešām būtu veiksmes stāsts, lai būtu konkrēti saistoši izmērāmi mērķi. Jārīkojas. Paldies! Paldies, pusotra minūte. Gutelāns kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jaunā dekāda sākās ar briesmīgām ziņām, šausminošām ziņām par Austrāliju, par uh, uguni, kas plūsa valstīs. Tiešām deg uh, tādi apmēri, kas ir līdzvērtīgi vairākām Eiropas Savienības valstīm. Taču šeit mēs, mums ir jādzīvo visiem kopā, cilvēkiem un dzīvniekiem, bet planēta pārvēršas par sauli, kur viss deg, un tiešām te mēs runājām par to, ka tiek apdraudēta cilvēku, dzīvnieku dzīvības, arī īpašumi deg. Pagājuši gadu arī jau runājām par klīmatu, un uz šo mēs arī atsaucāmies, tāpēc arī mēs izsludinājām ārkārtas stāvokli klimata jomā. Un, diemžēl pagājušajā dekādē esam izgāzušies, mums nav izdevies sasniegt saistošus mērķus arī pēc Madrides samita. Tas tiešām mū, nu, mūs uh, apbēdina, un mēs nesaprotam, kādēļ valstis nevēlas īstenot šīs ambīcijās, ambiciozas klimata politikas. Tāpēc arī jaunie cilvēki, sākam šeit Eiropas parlamentā, lūdzu, esiet atbildīgi, esiet arī savu apņemšanos augstumos, kad arī runā ar savu bērnu, kuram ir tikai septiņi gadi. Viņš man teica, ka vai gadījumā šo nerāda tieši uh, transporta līdzekļu izmēši, un uh, mans tēls teica, ka mums vienkārši ir jābeidz braukt ar šīm mašīnām, un tas ir tik vienkārši, jā, bērni to no nu mums prasa. Thank you now for one minute, Mr. Torvald, please. Torvald kungs. Tak, fru talman. Några ord om det speciella. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Un uh, par eikaliptu mežiem Austrālijā. Gribu teikt dažus vārdus, tie ir ļoti specifiski. Mēs zinām, ka tā ir bio daudzveidība. Mēs zinām, ka mm, visas mm, dzīvotnē Austrālijā ir tieši arī koncentrēta ap eikalipta koku mežu, jo tie, tas balst skata visu Austrālijas ekosistēmu, kur ir dzīvnieki, insekti un tam līdzīgi. Taču, kas ir tik īpaši par eikaliptu koku mežu, ja ir temperatūras, kas ir augstāks par 40 grādiem, tas nozīmē arī to, ka šīs mežs kļūst par tādu ekskluzīvu, ugunsbīstamu mežu, un to arī redzējām arī citur šajos um, krūmāju ugunsgrēkos. Un ko Austrālija te dara? Jāteic, ka tikai 5% ir atjaunama enerģijas avot, viss pārējais nāk no fosilās enerģijas. Paldies, tagad Nīnisto kungs. Priekšētais kundze šausminošie attēli no Austrālijas norāda, ka klimata izmaiņas bija daudzveidība iet roku rokā, kaitējuma apmērs ir bezprecedenti, runājam par simtiem tūkstošu dzīvnieku, runājam par Austrālijas unikālo dabu, bio daudzveidības ekosistēmu, eh, kas ir gājis bojā eh, šis kaitniecības apmērs arī ir kas tāds, kas norāda ka mēs nesam gatavi piemēroties un esam vispār gatavi šāda veida kaitējumam un traģēdija arī šeit Eiropā. Mums ir jābūt gataviem mēžu ugunsgrēkiem Eiropā, jāpalielina klimata ambīcijas un jābūt drošiem, lai arī Austrālija šeit spēlē savu lomu. Šai situācijai ļoti svarīgi, lai mēs, Eiropieši, arī būtu solidāri ar Austrāļiem. Īpaši akcents ir jāliek uz biodaudzveidības uh, atgūšanu Austrālijā, kurā valdībai nepieciešama mūsu atbalsts, bet par klimata politikām runājot, viņiem ir jāspiež gāzi grīdā. Paldies! Hakarainen kungs, vien minūtes. Arvoisa puhemies, ydinkysymys. Paldies! pamat jautājums ir noskaidrot, kas izraisīs šos ugunsgrēkus. Eh, tie nav saistīti ar klimata pārmaiņām. Mums, eh, mēs esam eh, pēdējo desmitgāžu laikā piedzīvojuši ugunsgrēkus arī citviet pasaulē. No vienas puses paaugstinās temperatūra, bet vai tas ir izraisījis krūmāju ugunsgrēkus? ugunsgrēkus bieži vien eh, rada, izraisa cilvēks tīši vai netīši. Un Austrālijas gadījumā arī ir tīšas dedzināšanas gadījumi konstatēti. Un šobrīd mēs piedzīvojam uh, īstu histēriju, kas tiek sacelta, un mums grib uzspiest uh, gluži vai reliģisku ticību. Paldies tagad Hāze, Hāzekampai vārds. Paldies priekšsēdētāji. Visu pasauli ir satricinājuši Austrālijas krūmāju ugunsgrēki. Desmit miljonu hektāru izdeguši, vairāk nekā miljārds dzīvnieku gājuši bojā, Uh, to skaitā ķēnguri, valabī un citi. Tā ir katastrofa dabai un cilvēkiem. Bet cik vēl šādas katastrofas būs nepieciešams, uh, līdz Austrālijas valdība mainīs kursu un uh, mums ir jāaptur temperatūras celšanās, mums jāvēršās pret uh, intensīvo lopkopību, kas uh, arī uh, pasliktina klimata krīzi. Uh, Un uh, mēs visi esam atbildīgi par mūsu planētas turpmāko pastāvēšanu. Mūsu galvenie ieroči cīņā pret klimata pārmaiņām ir nazis un dakšiņa. Mums jāēd mazāk gaļas un jāatsakās no lauksaimniecības subsīdijām. Paldies! Tagad vārds Lauskungam vien minūte. Paldies priekšsēdētāji! Es esmu pārliecināts, ka visi pievienosies man, uh, paužot līdzjūtību Austrālijas tautai uh, šās katastrofas uh, situācijā. Visi tagad uh, šajā situācijā vaino klimata pārmaiņas, gan šis parlaments, gan tā saucamie klimata eksperti, bet nav nekādu neapspri, neapstrīdamu faktu. Uh, Eh, loģika eh, liek domāt, ka klimata pārmaiņām nav uh, tieši sakarā ar šiem ugunsgrākiem, bet gan iedzīvotāju skaita pieaugumam, uh, tāpat uh, tīšai dedzināšanai, cigarešu izsmēš, izsmēķiem un ir aizliegt savu laiku Austrālijas pamatiedzīvotājiem izmantot uh, uh, uguni uh, mež, uh, mežu apsaimniekošanā bez uh, īstas izpratnes. Bet mums ir pašiem jādod savus ieguldījumus, jāatsakās no trim parlamenta mīt, uh, galvenām mītnēm trīs dažādās geogrāfiskās vietās, jo pretējā gadījumā mēs izklausāmies ļoti liekulīgi. Thank you very much. Uh, accept... Paldies, vai piekritīsiet atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, ko uzdod Kokaļkungs? Jā, lūdzu, Kokaļkungs, vārds jums. 30 sekundes. Paldies, kolēģi Lau. Nu, Uh, uh, jūs runājāt par iedzīvotāju blīvumu un izsmēķu blīvumu, kas varētu izraisīt šos ugunsgrāks, bet ko teikt par uh, ekstremālām temperatūrām un uh, pazeminātu gaisa mitrumu, kas arī noved pie arvien plašākiem uh, ugunsgrēkiem, pat ja tos izraisījuši izsmēķi. Atbilde. Nu, vienkārši atbilde. Palūkojamies vēsturē. Austrālija pēdējo tūkstošu gadu laikā ir piedzīvojusi mēžu ugunsgrēkus. Priekšsēdētāji atgādina, ka, ka ir 30 sekundes, lai atbildētu uz jautājumu. Tātad manā skatījumā tas nav saistīts ne ar sausumu, ne karstumu. Uh, jo Austrālijā eh, daudzkārt ir notikuši mežu ugunsgrēku gadsimtu eh, laikā. 1975. Eh, gadā pēc ļoti plašām lietavām bija ļoti sauguši meži un tas veicināja uh, mežu ugunsgrēkus. Un, ja ignorējam pamatiedzīvotāju tradīcijas dedzināt mežus, tad, kad uh, to var droši darīt, tad mēs arī piedzīvojam šādas katastrofālas sekas. Paldies! Tagad Polčakungam vārds. Paldies! priekšstādātāji. Manuprāt, lūkojamies uz Austrāliju, mēs varam redzēt, kā izskatās īsta katastrofa. Milzīgas teritorijas ir izdegušas, nepieredzēti karstuma viļņi. Tagad Kanberā gaisa piesārņojums 25 kārt pārsniedz atļauto normu, miljārdiem dzīvnieku gājuši bojā krūmai ugunsgrēkos, tā izskatās elle. Es gribu paust līdzjūtību Austrālijas iedzīvotājiem, kuri ir cietuši uh, ugunsgrēkos, kuri ir uh, zaudējuši piederīgos. Bet e, mums ir arī jāvēršas pie Austrālijas valdības, prasot uzņemties savu atbildības daļu, jo līdz šim nekas netiek darīts, lai samazinātu CO2 izmešus. Tāpat laikā viņi eksportē ogles uz uh, citām valstīm. Uh, mums ir jādomā par to, kā padarīt mūsu planētu veselāku. Tagad vārds Van Bremtas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pretēji dažiem ekstremāliem apgalvojumiem šeit parlamentā mēs tomēr varam konstatēt, ka klimata pārmaiņas uh, ietekmē krūmāju ugunsgrēks, kuri tiešām notiek ik gadus, bet tagad tie ir izvērsušies par humanitāru un dabas katastrofu. Un tādēļ Eiropas Savienībai ir jāuzņemas sava atbildība, eh, īstenojot zaļo kursu, un mums ir E, jārīkojas, bet to mēs nevaram darīt vieni paši. Mums ir jāstrādā ar mūsu partneriem. Šobrīd notiek sarunas par tirzniecības nolīgumu ar Austrāliju, un mums sava ietekme ir jāizmanto, lai panāktu to, ka Austrālija nostājas pareizajā pusē. Un uh, Mums uh, nevar, nevar būt tā, ka tas ir mūsu tirzniecības partners, bet nav mūsu partners cīņā pret klimata pārmaiņām. Un tādēļ, noslēdzot tirzniecības nolīgums ar Austrāliju un citām valstīm, mums tajos ir jākļie, jāiekļauj Parīzes uh, no vienošanās normas un jāpanāk atsacīšanos no uh, fosīliem uh, kurināmiem, un tas ir jāsāk ar Austrāliju un jāizteno citos tirzniecības nolīgumos. Paldies! Uh, Valdkungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jūs piekrītat uz to atbildēt? Lūdzu, Valdkungs. Lūdzu, piecelieties, un jūs rīcībā ir 30 sekundes. Pani poseł, e, zwracając się do pani po pani wypowiedzi, czy nie uważa... Paldies. Uh, Eh, godātā deputāte, vai jūs nedomājat, ka Eiropas eh, Savienībā ir nedaudz šizofrēniska pieeja. No vienas puses mēs vēlamies, lai mūsu uzņēmumi samazinātu CO2 izmešus, kas ir mums notaļ atbalstāmi, bet tāpat laikā mēs Uh, importējam 10 miljonu tonu tērauda no Brazīlijas pagājuši gadu vai gāzi un ogles no Krievijas vai citām valstīm. Un uh, tas viss rada CO2 izmešus, jo šīs valstis necenšas samazināt uh, izmešu apjomu. Pan Bremskundze. Godātais kolēģi, jā, Tieši to es vēlējos teikt, runājot par tirzniecības politiku. Uh, nav uh, nekādas jēgas, ja mēs uh, Eiropā vēlamies ieviest klimata neutralitāti, bet tāpat laikā importējam ražojums no visas pārējās pasaules, kur nav spēkā šādi noteikumi, kur emisija apjoms ir daudz lielāks nekā pie mums, un tādēļ mums ir jāizmanto tirzniecības politika, lai veicinātu klimata politikas īstenošanu un arī aizsargātu mūsu rūpniecību. Paldies! Tagad vārds Tusāna kundzei. Paldies! Godātie kolēģi, pēc Amazonijas tagad deg arī Austrālija. Desmit miljonus hektāru ir izpostījušas liesmas un vairāk kā miljārdu dzīvnieku gājuši bojā. Ja Eh, zinātnieki ir konstatējuši neapšaubāmu saikni starp klimatu pārmaiņām un šiem bezprecedenta ugunsgrēkiem, bet eh, Austrālijas valdība nevēlas to ņemt vērā. Tiek apvainoti dedzinātāji. Eh, jo oglēs nodrošina 70% valsts eksporta apjomu, tādēļ arī šie nozari joprojām tiek atbalstīti, netiek respektēta daba. Un eh, netiek arī domāts par dzīvības pastāvēšanu uz uh, pasaules. Ir pienācis laiks apturēt šo katastrofu, ir jāsauc pie atbildības klimata noziegumos vainojamie, mums ir jāpārskata mūsu tirzniecības politika un līgumi jāņem vērā to, ka pasaule ir galīga. Pasaule deg un mēs nedrīkstam pieļaut, ka nodeg pēdējais koks pirms sāksim kaut ko reāli darīt. Minēt, madam. Mēs tagad vārds uz vienu minūtu Milēnas kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Austrālijas ugunsgrāku uh, eh, sakas es pieminēju jau uh, pieprasot veikt izmaiņas Eiropas parlamenta eh, plenārsesijas darba kārtībā. Protams, ka tas novedīs pie uh, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un milzīga ūdens trūkuma kontinentā, kur jau šī dabas resursa trūkst. Jāsaka, tas viss saistīts ar šo ārkārtīgi karsto vasaru Austrālijā, un mums ir nepieciešama nekavējoša un ātra rīcība. Tāpēc es to pieminēju arī uzstājoties un lūdzot mainīt uh, mūsu darba kārtību. Diemžēl man uh, netika ļauts pieminēt programmu Rescue un Es jau ilgstoši dzirdu dažādus skaļus paziņojumus, bet, diemžēl, netiek darīts nekas konkrēts. Paldies, un tagad vārds uz vienu minūtu Rolandu kungam. Thank you, Madam President. The tragi Paldies, priekšsēdētāji. Traģiskie briesmīgie ugunsgrēki Austrālijā tos jau atkal izmanto ekoevaņģēlisti, kuri eksploatē ikvienu dabas katastrofu, lai runātu par klimata pārmaiņām. Un šāda te pieeja tikai uh, vienkāršo uh, mežu ugunsgrēkus, uh, kur rašanās tomēr ir ārkārtīgi sarežģīta. Patiesībā pie ugunsgrēkiem noved kas cits. Uh, gluži vienkārši cilvēka aizdedzina, un arī dažu politiķu Eh, rīcība. Klimata pārmaiņu aktīvisti izmanto Austrālijas pieredzi savā labā, un tas nav pieļaujami. 20. un 30. gados pagājušajā eh, gadsimtā tika piedzīvots milzīgs uh, sausums, un jau atkal jāsaka, ka viss tiek prezentēts pavisam citādi. Uh, Patiesie vainīgie ir eh, šie te klimatu pārmaiņu aktīvisti un tāpēc lūdzu eh, pārtrauciet eh, izmantot notiekošo, lai īstenot šo, savu darbu kārtību radikālām pārmaiņām, lai mainītu pasaules ekonomisko kārtību. Paldies! Thank you very much. Will you... Liels paldies, vai atbildēsiet uz zilās eh, kartītes jautājumu, ko uzdod Žants Kungs? Žants Kungs, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji! Man ārkārtīgi interesē, kas tad ir novēdz pie um, šiem ugunsgrēkiem. Uh, Mēs zinām, ka galvenokārt tās ir klimata pārmaiņas, eh, bet, nu, es dzirdēju, eh, ka tas pie tā novedusi arī likumdošanas, eh, arī izmaiņas likumdošanā Austrālijā. Jāsaka, ka jārīkojas arī vietējām pašvaldībām, un te nu eh, svarīgu lomu spēlējām eh, zaļajām partijām, kas nevēlas īpaši iejaukties. Es vēlētos, vai jūs varat apstiprināt šādas um, ziņas. Paldies! Paldies, tagad vārds jums atbildēs 30 uh, sekundēm. Jā, jums tik tiešām taisnība. Pagājušajā nedēļā papētīju un secināju, ka vidas lobijas ir novēc tieši pie tā, proti. Uh, vietējos autonomajos reģionos tiek diktēts, kā jāīsteno šī politika, un te jau atkal um, vidas aktīvisti īsteno savu lobiju un neļauj rīkoties, jo netiek īstenoti pasākumi, kas varētu samazināt CO2 izmešu apjomu. Tāpēc ir absolūti nepieciešams panākt šo subsidiaritāti, lai vietējās pašvaldības pašas varētu glābt savus reģionus. Paldies! Minute, Tagad vārds uh, Pereiras kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Šie ugunsgrēki, kas plosa Austrāliju, mūsos izraisa šausmas. Vairāk nekā 20 cilvēku gājuši bojā, tiek nopostīta bioloģiskā daudzveidība, augi, dzīvnieki, un šī traģēdija turpinās, un jāsaka, ka tas izraisa solidaritātes eh, jūtas arī mūsos. Arī mēs Portugālē esam ļoti daudz cietuši pēdējo gadu laikā. Uh, ekstremāli uh, klimata apstākļi uh, kļūst ar vien biežāki, un tāpēc politiķiem šobrīd ir jārīkojas. Šeit Eiropā mēs vēlamies pātrināt cīņu pret klimata pārmaiņām, vēlamies būt ambiciozi, vēlamies kļūt par um, vadošo kontinentu pasaulē. Uh, Ugunsgrēki Austrālijā, Kalifornijā, Portugālē ir signāls, eh, kur mēs nedrīkstam ignorēt. Mums ir jācenšas glābt planētu. Visām valstīm, visiem parlamentiem, visiem pilsoņiem ir jāiesaistās un mums ir jācīnās. Mēs solidarizējamies ar austrāliešiem. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uz vienu minūtu Andru Lakis kungam. Ne jau pirmo reizi Austrālija cieš no krūmāju ugunsgrākiem, bet sausums, karstuma viļņi un rekord temperatūras decembrī tikai pastiprināja šo situāciju. Cilvēki gājuši bojā, tiek iznīcinātas dzīvnieku sugas, tas viss izplēna pelnos un dūmos. Kā gan tādas valsts kā Brazīlija, un ASV neīsteno Parīzes vienošanos. Un šķiet, ka um, daži šeit klātesošie viņus arī atbalsta. Viņi uzskata, ka klimata pārmaiņas neizrājas cilvēka rīcība. Un jāsaka, to varētu uh, salīdzināt ar vēršanos pret Galileju pirms vairākiem gadsimtiem. Kas mums jādara? Mums ir jācenšas panākt uh, Parīzes vienošanos īsten, vienošanās īstenošanu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai sākot no 2021. gada mēs varētu cīnīties pret klimatu pārmaiņām gan Eiropā, gan arī citu vietu. Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, uz uh, vienu minūtu Brikmanu kungam. Merci, Madame la Présidente. En... Paldies, priekšsēdētāji! Midnight Oil, Austrālijas popgrupa, uh, eh, savulaik dziedāja dziesmu Birds Are Burning nosodot klimata katastrofu un aicinot rīkoties steidzami. Un šīs dziesmas vārdi sasaucas ar to, ko mēs uh, piedzīvojam arī šobrīd. Oh, can we sleep when while our, while our beds are burning? Tātad 30 gadus vēlāk šī dramatiskā situācija Austrālijā. Uh, mums parāda, kas notiks ar pasauli, ja Parīzes vienošanās netiks strikti ievērota. Šogad Eiropai jānoslēdz brīvās tirsniecības līgums ar Austrāliju, un šis ir tas brīdis, kad mēs varam padarīt ilgspējīgas attīstības noteikumus saistošus apus, apusēji. Jāsaka, ka dažas nozars um, ir panākuši savu, lai nebūtu jāveic nepieciešamās izmaiņas. Un šobrīd ir brīdis komisijai un komisāram Hogan kungam šajās sarunās par tirsniecības nolīgumu īstenot to, kas ir uh, pasludināts uh, zaļajā kursā un uh, panākt savu mērķu piepildīšanu arī izmantojot šo tirsniecības politiku. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uz vienu minūtes Pirākī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamais eh, vicepriekšsēdētāja kungs, Šefkovičs kungs. Ja mums dažos vārdos būtu jāapraksta tas, kas notiek Austrālijā, tad jāsaka, ka tas ir um, rīcības trūkums, pārlieka resursu izmantošana un cinisms. CO2 izmešu daudzums pēdējo gadu laikā ir ievērojami palielinājies, un Austrālija uh, nevēlas eh, īstenot vienošanos cīņai pret klimata pārmaiņām. Tā ir viena no valstīm, kas izmanto visvairāk ogļu enerģiju. Traģēdija Austrālijā var būt katalizators mūsu attiecībās ar citām valstīm. Mums ir jācenšas cīnīties pret klimata pārmaiņām, un šajā nolūkā ir jācenšas paplašināt to, reģionu un pilsētu eh, savienību, kas cenšas īstenot Parīzes vienošanos. Parīzes vienošanās ir tikai viens no instrumentiem, bet mums ir jācenšas rīkoties arī pilsētu līmenī. Mums ir jāveic izmaiņas likumdošanā, lai nodrošinātu mūsu planētas ilgspēju. Paldies, un tagad vārds uz vienu minūti Bēskundzei. Eh, no, Līna. Paldies, priekšsēdētāji! Cilvēki, kas var pārvarēt paši savus šķēršļus, ir spēcīgākie. Mēs uh, esam piedzīvojuši šos uh, ugunsgrēkus Austrālijā pēdējo mēnešu laikā, pirms tam dega Amazonas mūža meģi, meži, un mēs ko līdzīgi varam piedzīvot arī Eiropā. Mēs redzam, ka ledus kūst un Kā politiķiem mums vajadzētu ne tikai paust savu satraukumu, bet nākt klajā ar risinājumiem, panākt rezultātu. Bet pirms tam mums ir jāpārvar pašiem um, savi šķēršļi, proti prot tas, ka mēs um, negribīgi rīkojamies, mums ir jācenšas panākt nekavējošu rezultātu, un mums ir jākļūst par piemēru jo mums ir jāprāda jauniem cilvēkiem, ka mēs kā politiķi varam sadarboties un mēs tik tiešām varam būt orientēti uz rezultātiem, cīnoties pret klimata pārmaiņām. EPP grupa Eiropas parlamentā tik tiešām vēlētos piedalīties tajā, un es ceru, ka arī pārējās politiskās grupas mums palīdzēs šajā darbā. Paldies! Jā, paldies, tev brīvai mikrofona procedūra, kolēģi. Aicinu ievērot vienu minūti Jūsu runā pēc minūtes slēgšu ārā jūsu mikrofonu. Pirmais runātājs eh, Šoidrovs kundz, vienu minūti. Slova, kolēģiņa, kolegovē. Paldies, godētie kolēģi eh, kopā ar tūkstošiem līdzpilsoņu tiešām nolaižas rokas redzot eh, um, to, kas notiek Austrālijā, iet bojā cilvēki, daba dzīvnieki taču es raugos uz to racionāli. Tas viss ir klimata izmaiņu sekas, un te vēršos pie kolēģiem kreisajā pusē, jo ārkārtējais sausums un uh, Eh, kārstums nav kaut kādas zaļās ideoloģijas eh, sekas. Ja tas tā būtu, tad mēs zinātu, ko darīt, lai to mainītu. Nē, to izraisa klimata pārmaiņas. Klimata pārmaiņas rada ārkārtējas izmaiņas klimatā, laikapstākļos, temperatūrās tādēļ ir ugunsgrēki. Pilsoņi prasa, ko mēs darām, lai to mazinātu. Un pateicos komisāram Šefčovičām par to, kas sniedzat atbalstu Austrālijas valdībai šai cīņā. Pilsoņi arī finansiāli maksā par to. Viņi arī ziedo naudu un prasa, vai arī pat Eiropas Savienība te kaut ko dara. Un atbildi ir zaļais kurs. Esmu pārliecināta, ka tas palīdzēs. Paldies. Tagad Kasāris kungs uz minūti. Sim, lamentar, gracias, Jā, paldies priekšsēdētāji. Uh, tiešām nožēlo to, kas notiek. Austrālijā situācija šausminoša un tas jādomā par klimatu pārmaiņām. Austrālija uh, ir. Uh, tagad emitējuši ugunsgrēkos vairāk CO2 nekā apvienotā karalista visgadu laikā. Mums ir jāpieņem tāds zaļais pakts, kur ir iekļaut arī meža saimniecība. Mēs nevaram importēt Austrālijas kokus mūsu teritorijā, Portugālē, Grieķijā, Galīcijā. Ir eikaliptu mēži, kas uh, arī ir līdzīgi Austrālijas uh, mežiem un nepadosimies klimata izmaiņām. Uh, kad uh, ir vairāk kā 30 grādi, kad ir uh, vēja ātrums vairāk par 30 km stundā, tad uh, šādi meži deg. Mums ir jāpieņem lēmumi, lai Eiropā neatkārtotos tas, kas ir Austrālijas, ir jāpieņem arī realistiskas stratēģijas pirms klimata pārmaiņas smagajām sēkām. Paldies! Un tagad, nu, te kungs. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi! Esam redzējuši šo ugunsgrēku um, attēlus, dzīvniekus, koālas, cilvēki, kas uh, pludmalēs, lai varētu elpot. Es pateicos Austrālijas ugunsdzēsējiem un līdzpilsoņiem, kas cīnās, mudina institūcijas un dalību valstis būt atvērtām, palīdzēt Austrālijai, nodrošināt materiālus un cilvēku resursus, lai varētu apkarot šo dramatisko situāciju. Tāpēc atbalstu. Uh, Eiropadomas priekšsēdētāja eh, solījums sniegt atbalstu. Paldies arī valstīm, kas nosūtīs savus ugunsdzēsējus. Vēlos izcelt Eiropas kosmosa aģentūras darbu, Kopernikus ārkārtas eh, pakalpojums, kas tiešām ļoti palīdz Austrālijas ugunsdzēsējiem šo ugunsgrēku uzraudzībā. Paldies! Paldies, un tagad Čons kundze uz vienu minūti. Thank you. Paldies, komisārkungs, kolēģi. Jā, tiešām ir. Eh, nu, zīmīgi, ka pirmās plenārsēdes debats ir par klimata izmaiņām. Šīm ir jābūt tam gadam, kur visa pasaule beidzot eh, sāk rīkoties klimata jomā. Politikas eh, var trīs grādu sakāršanu un Austrālijas rāda, kādas varbūt dramatiskas sekas un dažādi arī Eiropas parlamenta deputāti atzīst, ka ir pierādījumi, ka klimēta pārmaiņas šādas traģiskas notikums dara biežākus un smagākus. Tās traģē, traģiski ir arī tās, ka joprojām ir ietekmīgi politiķi Austrālijā, kas joprojām slēp savus galvus smiltīs un kur ir saistīta ar ogļu rūpniecību un uh, Uh, noraida saikni ar klimata izmaiņām un nolē. Mēs atbalstām jūs Austrāli, Austrāli, Austrālis, kas uh, ir rīkojušies, un arī paldies līderiem Austrālijā, kas uh, cīnās. Esam solidāri ar jums un tie Eiropieši, kuri vēlas. Uh, turpināt uh, tirzniecības līgumu slēgšanu, ignorēt klimata izmaiņas. Es viņiem saku, du padomājiet vēlreiz par to, ko darāt. Paldies, un tagad Elī Kunze. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, tas, kas notiek Austrālijā, ir uh, žausminoši, taču te nav nekas dabisks. Proti mums ir jāatzīst tās, kā iznīcinošie šie krūmāji ugunsgrēki Austrālijā cieši saistīti ar to, kā uh, tiek no, ka noraidīt klimata uh, nozīme, un to dara Austrālijas konservatīvie spēki. Uh, Nu, tas nav nejauši, kā Austrālija atbalsta ogļu raktuvis un industriju. Eh, nav nejauši arī tās, ka eh, viņi arī finansiāli atbalsta ogļu industriju. Lielākie arī sašķirnotās dabasgāzes eksportētāji. Tam ir jābūt modinātāji mums visiem. Uh, Klīmēta politika nozīmē, ka mums ir jāmaina viss, mums ir, uh, mēs nevaram pakļauties industriālam lobijam. Paldies! Un tagad Nikolau Lavanus uz vienu minūti. Paldies! Klīmēta pārmaiņas eh, ir izraisījuši ugunsgrēkus, kas eh, nogalinājuši vairākus cilvēkus, radījuši arī dabas katastrofu Austrālijā. Um, tas varētu tikt mazināts, ja tikt pieņemt nepieciešamie pasākumi. Klimata izmaiņas nevar būt vienkārši aizbildinājums tam, kas notiek. Nē, mums vēl vairāk ir jāuzņemas atbildība. Uh, lai pieņemtu vajadzīgos um, mērus, spērtu svarīgos soļus un lai varētu aizsargāt dabu. Austrālija īsteno tādu politiku, kur netiek ņemt nekā, vērā nekāda plānošana, nekāda sadarbība ar citām valstīm. RESC EU programma paredz arī uh, atbalstu Eiropas Savienībai. Arī esam izvērtējuši izdevums, ieguvums. Nu, tas viss būs atkarīgs no Austrālijas citām valstīm. Tagad uh, Austrālijas tauta ir saskaras ar dabas katastrofu. Uh, tautu dūsmām ir jāapvienojas, lai tiktu aizsargāt viņu inter, aizsargāts viņu intereses. Lukavičs kungs lūdzu. Paldies! velika škoda in eh, zagotovo so ti požari. Mm, visi Austrālijā eh, ugunsgrēkos eh, cietušiem es gribu paust līdzjūtību, bet klimata pārmaiņas mēs konstatējam ne tikai Austrālijā, bet arī ASV un arī Eiropā, Portugālē, Zviedrijā un tādēļ ir uh, svarīgi uh, censties mazināt uh, klimata pārmaiņu ietekmi un tāpat laikā arī stiprināt mūsu izturību pret klimata pārmaiņām. Eiropā ir jāveido arī tādas vienības, kas varētu reaģēt šādās ārkārtas situācijās un sniegt palīdzību. <coughs> Un mēs nedrīkstam palikt vieni paši cīņā pret klimatu pārmaiņām. Mēs nedrīkstam iznīcināt lauksaimniecību Eiropā un tāpat laikā ievest ražojums no Brazīlijas. Tas būtu nepareizs signāls. Paldies, Vainas kundze. Jā, paldies. mums uh, ir Godā tie kolēģi jārīkojas, mēs nedrīkstam gaidīt vienkārši, lai Austrālijas premjērs lūgtu mums palīdzību. Mēs zinām, ka viņš tam nav gatavs. Daudzi cilvēki ir gājuši bojā, daudzu cilvēku dzīvības ir apdraudētas, dzīvnieki iet bojā. Un mums Eiropā ir arī jāuzņemas iniciatīva, jāsniedz palīdzība Austrālijā, jānosūta mūsu glābšanas dienesti uz turieni un jāvēršas pie komisijas īstenot kopīgu pasākumu plānošanu. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku, mums ir jāsūta mūsu ugunsdzēsēju un glābšanas dienesti tūlīt, lai tie varē, varētu palīdzēt. Un mums ir jācīnās pret klimata pārmaiņām, mums ir jāmaina savas dzīvesveids, jāuzņemas atbildība un jārīkojas. Paldies! Tagad vārds Valtmanas kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāji, ko tātais komisāri, kungs, kolēģi. Uh, Vispirms mums ir jāpauž solidaritāte, jāizsaka arī līdzjūtība Austrāļiem. Mums ir jābūt solidāriem ar ugunsdzēsējiem, kas dienu naktī cīnās pret uguni, jo tas, kas tur notiek, ir tiešām dramatiski. Tas tiešām uzskar visus. Arī mana meita teica, ka mums ir jāadaptē kolā lācītis un mums ir jādara viss iespējamais. Mums ir jāatbalsta ugunsdzēsēs, jā, jāsniedz arī mūsu satelīta pakalpojumi un tie, kas kritizē, kas te notiek. Jā, protams, klimata izmaiņas šeit ir izšķirīgas. Uh, Mums ir jāstrādā pie Parīzes vienošanās, pie stratēģijām mūsu pieņemtā rezolūcija šeit par ārkārtas stāvokli klimata jomā, lai tā arī tiktu īstenot, tiktu pieņemt nepieciešamie pasākumi un aizsargātu mūsu planētu. Tu mēs esam to parādā Austrālijai un visā pasaulē. Paldies! Valas kungs. Thanks very much, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, klimata izmaiņas nerāda krūmāju uh, ugunsgrēkus, bet var ļoti to pārsliktināt. Austrālija viens no lielākajiem oglekļa ražotājiem eksportētājiem, lielākais arī sašķidrinātās dabasgāzes eksportētājs. Uh, valdība 29 miljārdus dolārus uh, uh, piešķir uh, ogļu industrijai Scott Morrisons. Uh, premjers arī tika apstrīdēts, un viņš teica, ka mēs nevēlamies, eh, mēs negribam zaudēt darba eh, vietas un eh, vājināt ekonomiku. Viņš saka, ekonomika ir daudz svarīgāka nekā planetnā, planētas nākotne. Eiropa saka, ka tā netirgosies ar tādiem cilvēkiem, kas negrib ievērot Parīzes vienošanos un Austrālija. Uh, to arī parādīja Madridē. Nu, tad lūdzu, netirgosimies, nevienosimies ar tiem cilvēkiem, kas negrib neko darīt, lai sasniegtu Parīzes vienošanās mērķus. Paldies! Un tagad lūdzu Haišelkungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Godētais komisijas vicepriekšsēdētāji kungs, jā. Mēs saskaramies ar bez precedenta lielākajiem krūmā jūgunsgrēkiem. Šī nav pirmā reize. Ir jau arī bijuši līdzīga situācija Amazonijā, tad arī Sibīrijā bija milzīgi meža ugunsgrēki. Tik tiešām te varam runāt par apakalipses scenārijiem un ļoti labi, ka mums ir zaļais kurs, bet mums arī ir jāpārliecina citi lielie spēlētāji, amerikāņi, ķīnieši, brazīļi un citi. Mums ir. Uh, arī jāizmanto mūsu diplomātiskie spēki un svīras, lai visi šī demokrātiskie spēlētāji sabiedrotie būtu mūsu pusē. Mēs uh, radām tikai 8 līdz 10 procentus no CO2 emisijām. Ja tas nav iespējams, jāizmanto spēka diplomātija. Es sēku ļoti labi, ka Eiropas komisija sniedz savu atbalstu. Uh, bet pēc tam mums ir jāizdara spiediens uz Austrāliju, lai tā mainītu savu nostāju. Paldies pēdējais runātājs Vordas kundz, lūdzu minūti. Raugoties uz Austrālijas krūmāju ugunsgrēkiem, tas tiešām viss mūs ir sašausminājis arī 2015. gada decembrī. Um, Es ļoti satraucos, kad arī uh, Kāmbrijas, arī manā vēlēšana apgabalā bija milzīgi plūdi, plūdi un ugunsgrēki, jā, ir uh, dabas uh, parādības, taču apmērs ir tik milzīgs, ko nevaram ignorēt. Klimata izmaiņas ir reālas, tas ietekmē cilvēkus pilnīgi visur, kā daudzi no jums atceros šokējošo dokumentu dokumentālo filmu, kur arī iet bojā ap polārlāči, un tad arī atceros UKIP deputātus un citus, kas nor, norēd klīmēta izmaiņu realitāti. UKIPs pārvērtās par Brexit pārtīju, tagad uh, daudzi no viņiem ir pievienojušies konservatīvajiem, un nezinu, vai viņi ir apņēmības pilni mainīt klīmēta politikas. Uh, Ir arī lieliski pētījumi par spēcīgu klimata skeptisko tīklu, kas ietekmē Toriju partiju, un tas arī norāda uz Džonsona tiešām saiknēm ar uh, šādu veidu organizācijām. Thank you very much, and now I... Paldies! Un tagad vērts komisāra kungām lūdzu. Paldies! priekšsēdētājs kundz, godētie dāmas kungi deputāti. Pateicos jums par šīm svarīgajām debatēm pat, ja tiešām plenā, pirmajā plenāra sesijā ir diezgan dramatiski par to runāt, bet pateicos arī par informāciju par visiem aspektiem, ko minējāt šais diskusijās. Kā es teicu, sākumā Ehm, jā, varam teikt, ka mēs kā eiropieši mēs varam un nosūtām savu atbalstu un solidaritāti Austrālijai. Uz to jau norādīja arī Šoidraus kundze. Ir ļoti svarīgi, lai šīs vēstījums arī tikt sadzirdēts Eiropā, ka esam gatavi palīdzēt uh, valstī, kas piedzīvo tik dramatiskus notikumus. Tāpat laikā daudz no jums arī izcēla to, ka tas, kas notiek Austrālijā, tas ir tikai uh, sekas globālām klimata izmaiņām. Šo situāciju esam radījuši mēs cilvēki. Tagad planetārā līmenī mums ir uh, jārīkojas. Tas, ko teica Bentele Dālī, un citi jūs aicināt mūsu komisiju un arī mūsu globālos partnerus darīt visu, lai mēs kolektīvi strādātu, lai būtu šī saskanīgā, spēcīgā planetārā rīcība. Ir jābūt drošiem, ka arī Parīs vienošanos īsteno globāli visi, kā teica arī to kolēģi, kā mēs to varētu panākt šo svarīgo pārēju, arī Eiropā, lai tas sociāli būtu taisnīgi, lai varētu parādīt arī citu vietu pasaulē, kas ir iespējams. Jūs varat ekonomiski izaugt, mazināt CO2 emisijas un arī nodrošināt sociālo taisnīgumu. Tālāk redzam, kā pasauli varbūt neseko mūsu piemēram, tad ir jāatrod jauni mehānismi. Tas jau izskanēja iepriekšējās diskusijās, lai arī citas valstis ietu mūsu virzienā. pat ja viņi neatbild varbūt uz mūsu, uh, uz mūsu pūliņiem, mēs varam domāt arī par uh, dažādiem uh, CO2 nodokļiem vai atbalstīt tos, kas, tīri, kas uh, ražos tikpat tīri kā mēs. Šīs diskusijas atgādina arī to, ka arī mēs Eiropā esam piedzīvojuši klimata izmaiņu drāmas. Atcerēsimies uh, dažus dramatiskos notikumus, uz ko norādīja arī deputāti, ugunsgrēkie Portugālē, Zviedrijā, Grieķijā. Un tad būsim gatavi ar katru gadu aizvien vairāk. Mums ir jāuzlabo esošā arī meža apsaimniekošanas un ugunsgrēku stratēģija. Mums ir arī jāizplata informācija un jāveic prevencijas darbi. Ir arī jāapvieno īstermiņa pasākumi ar ilgtermiņa pielāgošanu. Tas ir ļoti svarīgi mežu apsaimniekošanā, e-stratēģiju pielāgošanā, ko pieņēmām jau 13. gadā. Tam bija tieši tāds arī mērķis, lai mēs varētu palielināt mūsu uh, īsturību un gatavību pret nākotnes uh, klimata izmaiņas ietekmi, aizsargājot uh, tādus mm, uh, riskam um, pakļautus nozeres kā meža saimniecība. Tātad, uh, arī zaļā kurs stratēģija, kas būs šīs komisijas galvenais projekts, un es domāju, ka tas arī būs tā šeit Eiropas parlamentā, ka noteikti kungs runā arī par Kopērnikus programmu. Man ir prieks teikt, jā, mēs esam lielākie šī satelīta attēlu un datu uh, um, pakalpojumu sniedzēji no Kalifornijas līdz Austrālijai palīdzam visiem ugunsdzēsējiem, kas ā, cīnās pret ugunsgrēkiem un strādāsim arī pie agrās uh, brīdināšanas sistēmas arī uh, mūsu mežu aizsardzībai. Esam uzlabojuši civila aizsardzības kapacitātes, zinām, ka mums jādara vairāk Te varu piekrist eh, Millers kundzei Kokals kungam. Mums ir nepārtraukti jāskatās, kā uzlabot, kā mēs varam būt labāk gatavi eh, ārkārtas situācijām, kas nākotnē varētu pie mums nu, notikt. Noslēgumā gribu teikt, ka labāk atbildi šai krīzei ir tāda, ka mums ir jābūt apņēmības pi pilniem, īstenojot Eiropas zaļo kursu, parādīt pārējai pasaulē, ka tas ir iespējams, mēs zinām, kā to izdarīt un esam gatavi dalīties ar mūsu pieredzi. Un te, protams, rēķināmies ar Eiropas parlamentu, ar jūsu deputātu atbalstu. Paldies, priekšsēdētāji! Much, Lielas paldies, vicepriekšstādātāja kungs. Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgušās. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta komisijas paziņojums pārobežu organizētā noziedzība un tās ietekme uz brīvu pārvietošanos. Gribu atgādināt, ka uz zilās kartītes uh, un brīvā mikrofona uzstāšanos var uh, pieteikties gan tradicionālā procedūrā, gan izmantojot elektronisko sistēmu. Tagad vārds komisijas vicepriekšsēdētājiem Šefčoviču kungam. Paldies priekšsēdētāji pārējām no viena sarežģīta temata pie otra sarežģīta temata, bet tas notiek īstā brīdī, jo uh, organizētās noziedzības apdraudējums ir sasniedz Eiropas Savienībā rekord līmeni. Ir, uh, tas apdrauda Eiropas Savienības pilsoņu veselību, drošību un arī uh, negatīvi ietekmē ekonomiku. Uh, saskaņā ar ziņojumiem par uh, situāciju vairāk nekā 5000 organizētos noziedzības grupējumu uh, ir pakļauti izmeklēšanai, un tas ir milzīgs pieaugums uh, salīdzinot uh, ar 2013. gadu. Un nodara lielus, uh, gūst lielu peļņu, bet tiek konfiscēts tikai 1% no noziedzīgi gūtās peļņas. Uh, Šeit ir jārunā gan par likumdošanas, gan o, operatīviem instrumentiem un jāvēršas pret modus operandi. Un viens no uh, galvenajiem ir or, uh, korupcija. Un parlaments aicinājis izstrādāt cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju. Uh, Uh, Eiropas līmenī un rast Eiropas mēroga risinājumus. Tādēļ es augstu vērtēju to, ka Šajā brīdī notiek šīs debatas. 2008. gadā Eiropas Savienība pieņēma juridiski saistošu instrumentu, atzīstot par nelikumīgu dalību organizētās noziedzības grupējumos. Tomēr ir jau konstatēti atsevišķi trūkumi, jo netiek eh, harmonizēta šāda krimināla nodarījuma definīcija, dalība kriminālā grupējumā, un tas nozīmē, ka virknē dalību valstu vienkārši dalība kriminālā organizācijā netiek atzīta par noziegumu, bet ir jābūt pastrādātam kriminālu noziegumam, lai pret to vērstos. Un mūsu pienākums ir aizpildīt robus pastāvošajā likumdošanā pētījums par organizēto noziedzību tieks uzsākts pavisam drīz un arī tiks pētīts šis jautājums. Tāpat ir arī eh, veicot izmeklēšanu no organizētās noziedzības jautājumos jāizsako naudas plūsmām. Un atbilstoši tiesību akti stājās spēkā pagājušā gada augustā. Tāpat tiesību sargājošām iestādēm ir e, jānodrošina iespējas veikt efektīvu izmeklēšanu pārrobežu režīmā. Un ļoti svarīgi ir šādu sadarbību nodrošināt. Tas ir izšķiroši svarīgi cīņā pret organizēto noziedzību. Tāpat a, e, svarīgi ir arī uh, Uh, atgūt uh, un konfiscēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus. 2014. gadā ir pieņemts tiesība akts, kas harmonizē noteikumus visā Eiropas Savienībā. Tāpat uh, lēmums par līdzekļu konfiscēšanas un iesaldēšanas harmonizāciju, kas tā spēkā šogad papildina šo uh, likumdošanas ietvaru. Tomēr Uh, vēl netiek darīts pietiekami daudz, un komisija sagatavo ziņojumu par konfiskācijas direktīvas īstenošanu, kā palielināt šādu gadījumu skaitu. Tāpat ir uh, tiek domāts par uh, normām uh, dalību valstīs, kas paredz līdzekļu uh, Eh, iesaldēšanu eh, bez eh, krimināla vajāšanas. Vidusposma pārskats liecina par to, ka ir pieaudzis augsta līmeņa krimināla grupējumu uh, Uh, aktivitātes līmenis Eiropas Savienībā. Un ļoti svarīgi šai kontekstā ir cīnīties pret korupciju un 2020. gadā komisija izstrādās tiesiskuma izvērtēšanas mehānismu. Uh, ir svarīgi nodrošināt darbinieku brīvu pārvietošanu Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības tiesību naktu īstenošanu. Uh, Ir nepieciešama sinerģija un sadarbība starp Eiropolu, Eirojust cīņā pret organizēto noziedzību un cilvēktirzniecību. Komisija pilnībā atbalsta Eiropolu pieju uh, cīņai pret uh, augstu līmeņa organizētiem krimināliem grupējumiem, izņemot no apgrozības uh, uh šo grupējumu vadītājus. Un uh, at, atņemot šiem noziedzniekiem nelegāli iegūtos līdzekļus. Bet uh, visiem šādiem pasākumiem ir uh, jāpapildina Eiropas Savienības politikas cikls cīņā pret organizēto noziedzību. Saskaņā ar Eiropas monitoringa centra ziņojumu par uh, uh narkotikām un narkotiku uh, atkarību mēs piedzīvojam narkotiku krīzi Eiropas Savienībā. Heroīna un kokaīna ieviešanas apjoms ir rekord augstā līmenī, un sintētisko narkotiku ražošanas apjoms turpina pieaugt. Komisija izvērtēs, kādi turpmāk pasākumi būtu nepieciešami šajā sadraucošajā situācijā un Eiropas Savienības politikas cikls cīņā pret organizēto un starptautisko noziedzību ir mainījis to veidu, kā dalībās kopīgiem spēkiem cīnās pret šie, šo noziedzību. Uh, tiek uh, apkaroti kibernoziegumi, narkotiku tirzniecība, nelegālās imigrācijas veicināšana un cilvēku tirzniecība un citi noziegumi. Uh, 2018. gadā eh, vairāk nekā 1200 gadījumos tika izmek, eh, uzsākt izmeklēšana cilvēku tirsniecības noziegumos un tika identificēts 6500 cietušie. Tāpat 2290 eh, miljonu apjomā ir novēsta krāpšanās PVN Uh, jomā. Un mēs redzam, ka uh, šeit ir milzīgi izaicinājumi Eiropas Savienībai uh, un mums ir jāmeklē risinājumi kopīgiem spēkiem. Pateicos priekšsēdētājiem par to, ka šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā, ka par to notiks debates un turpmāk mēs nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Lielas paldies! Paldies. Tagad politisko eh, grupu vārdā uzstāsies deputāti. Vispirms Tabekungs ir apstāsts parties grupas vārdā. Divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze, eh, komisārs Šefčovičs. Vardarbība, kas saistīta ar organizēto noziedzību, Eiropā ir nopietna problēma. Un arī manā valstī, Zviedrijā, uh, situācija uh, tikai uh, strauji pasliktinās. Pagājušajā gadā 40 personas tika nošautas, 200 sprādzieni notika. Un uh, īpaši šādi incidenti tiek reģistrēti Malmē. Sieviete tika nošauta ar bērnu rokās šādas eksplozijas, sprādzienu šā, šaušanas gadījumi ir izplatīta parādība Zviedrijā, un tādēļ Dānijas valdība ir noteikusi robežu kontroli uz uh, Dānijas un Zviedrijas robežu, lai aizsargātu savus iedzīvotājus. Šobrīd nav īstais brīdis mazināt šo, uh, parla, šo problēmu, noziegumu nopietnību. Mums ir jādara viss iespējamais, lai cīnītos pret šādu veidu noziedzību gan mūsu valstīs, gan Eiropas līmenī, lai uh, stiprinātu drošību un tāpat laikā uh, garantētu personu brīvu pārvietošanos, tā skaitā starp Zviedriju un Dāniju. Ir traģiski konstatēt, ka tieši parlamenta sociāldemokrātu deputāti cenšas mazināt šīs parādības smagumu. Šī problēma skar Zviedriju, bet arī visu reģionu un es teiktu visu Eiropu. Tādēļ es vēršos pie komisijas, nāk klajā ar trim priekšlikumiem, piešķirt papildu resursus Eiropolam, vairāk uzmanības jāpievērš Zviedrijai un jānodrošina arī uh, ieroču un uh, narkotiku nelegālas tirzniecības apturēšana. Tāpat ir jādeportē uh, šādi noziedznieki, pat ja viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi. Kopīgiem spēkiem mēs varam daudz vairāk darīt, lai stiprinātu drošību gan Eiropā, gan Zviedrijā. The... Liels paldies, un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Uz pusotru minūtu vārds Fricons kundze. Paldies priekšsētā komisāra kungs. Organizētā noziedzība Eiropā un pasaulē ir kļuvusi par arvien sarežģītāku un pārobežu fenomenu. Tāpēc mums ir nepieciešama arī pārobežu risinājumi. Mēs, sociāldemokrāti, šos notikumus uh, um, tik tiešām vērtējam nopietni. Mums ir jāapkaro uh, labāk noziedzība un uh, tās uh, izcēlesme, jeb saknes. Malme. Pilsēta, kuru es ļoti labi pazīstu, lieliska pilsēta, bet arī pilsēta, kura cietusi no uh, vardarbības un šaušanām. Tā tas ir. Bet mēs redzam arī, ka Zviedrijas uh, valdības uh, rīcība un uh, arī policijas rīcība ir novedusi pie uh, mazāka uh, šo šaušanu skaita. Un jāsaka, ka pēdējie notikumi Stokholmā Eh, pilsētā, no kuras nāk eh, Tobē kungs, eh, bija ļoti satraucoši, un jāsaka, mums ir nepieciešama sadarbība, nepieciešama sadarbība starp Zviedriju un Dāniju. Mums ir jāizteno vairāk centienu arī Eiropā lietvaros, ir nepieciešama nopietnāka policijas sadarbība, un mēs, kā sociāldemokrāti, allaši cīnīsimies pret organizēto noziedzību, jo Eiropas pilsoņiem ir jādzīvo drošībā. Paldies! Paldies! Divas minūtes Karls Borkensei. Priekšsēdētais kundze, komisāra kungs. Drošība ir brīvība. Kad mēs nejūtamies droši, mūsu realitāte sašaurinās. Mēs Zviedrijā diemžēl esam dzirdējuši par dažādām slepkavībām, kas ir saistītas ar dažādām bandām. Un tur bija arī kāda grūtniece, kas tika nošauta uz ielas gaišā dienas laikā. Cilvēka drošības garantēšana ir ārkārtīgi svarīgs uzvedums visām dalību valstīm taču jau ilgāku laiku mēs nesam novēro, novērtējuši, kā pāri robežām plūs noziedzība, arī narkotikas. Pārvietošanās brīvībai ir jāpalielina mūsu brīvību, nevis jāsamazina tā. Mums ir nepieciešama pārobežu sadarbība, policijas sadarbība, Eiropola ietvaros nav pietiekama. Ja mēs patiešām gribam izbeigt šo pārobežu noziedzību, mums jāizmanto mūsu vara. Eiropola pārvēršana par Eiropas FIB būtu kaut kas daudz nopietnāks. Un moderāti un Eiropas Tautas partija grupa ir uzņēmušās virzīt šo jautājumu. Tas ir ļoti nopietnas, un mums ir jābūt skaidrībai, par ko mēs runājam. Mums jārunā par risinājumiem. Un risinājumi prasīs resursus un jaunas sadarbības formas. Es ceru, ka mēs visi šeit esam gatavi stiprināt sadarbību pret pārobežu noziedzību lai šī diskusija nav būtu tikai tukša runāšana. Paldies! Zaļo grupas vārdā viena minūte Aikans kundzei. Paldies! Gribētu pateikties arī komisāram. Gribu pievērsties šim jautājumam no cita leņķa. Daudzās valstīs, arī Dānijā, robežu kontrole ir atjaunota. Tā dažreiz ir derīga, taču tā ir ļoti smaga procedūra. Starp Zviedriju un Dāniju šis process ir vienkāršāks. Mēs netraucējam saviem pilsoņiem tik daudz, taču arī tam nebija labu rezultātu jākontrolē arī Dānijas-Vācijas robežas, jo desmit gadi pagājuši kopš dienvidu Dānijas apvienošanas. Un mēs esam ļoti laimīgi, ka mēs esam izveidojuši šo sadarbību pāri robežām, taču mēs redzam, ka Dāņu varas iestādes no jauna ieved robežu kontroli. Tas tērē līdzekļus, tas rada problēmas pilsoņiem. Tā ir dumja padarīšana, tāpat kā šo sētu un žogu celtniecība. Tas tikai rada jaunus nepatīkamus simbolus. Paldies komisijai! Paldies īdai grupas vārdā Hakarainen. Priekšsēdētāji kungs, pārobežu kustības brīvība novērst pie tā, ka noziedzībai vairs nav robežu. Kontrole ir tikai uz austrumiem. Visas pārējās robežas ir nojauktas. Kad iekšējās robežas neeksistē, nav nekāda robeža arī noziedzībai. Bandas, kad vien tās vēlas, var ceļot no vienas valsts uz citu. Tāpat kā bēgļi. Un ko tad Eiropas Savienība saka šajos gadījumos? Tas saka laimī. Mēs labprāt jūs redzam šeit, kā mēs varam darīt jūsu labā. Domāju, ka valsts bez robežām nav valsts. Vai nu mēs tiešām ticam multikulturālismam šai dīvainajā formā, uh, kā tas ir atceļojis par mums no Āfrikas vai viduslaikiem. Tas ir posts un nelaime. Paldies! ECR grupas vārdā Veimerškungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Dānijas sociāldemokrāti ir atjaunojuši robežu kontroli uz robežas ar Zviedriju. Viņus uztrauc islamisti, organizētā noziedzība. Pēc Dānijas varas iestāžu spridzināšanas tas notika. Zviedru sociāldemokrāti nespēja pat deportēt imamus, kas ir saistīti ar teroristiem. 235 spridzināšanas, un vakar arī divas spridzināšanas Upsalā un Stokholmā. Es gribu, ka Zviedrijas, so, lai visi zina, ka Zviedrijas sociāldemokrātu interesi par šo jautājumu nav novedušas pie tā, ka kā Meksikā Zviedrijā notiek spridzināšanas. Nu, tā tam nevajadzētu būt. Ko varētu ieteikt šiem sociāldemokrātiem? Aizbrauciet uz Kopenhāgenu, mācieties no dāņiem. Mēs visu laiku esam skatījušies uz dāņiem, kā uz ksenofobiem, bet varbūt mēs no viņiem kaut ko varam mācīties. Migrācijas jautājumi ir jāsakārto, kad parādīsies iedzīvotāju uzskaitas dati, tad mēs redzēsim, kāda ir situācija. Pat labam mēs pamatojamies tikai uz kaut kādiem kreiso ziņojumiem. Un, protams, ir jāvēršās arī pret automašīnu spridzinātājiem. Jānoskaidro, kas vada šīs bandas. Sodiet noziedzniekus! Izvāciet no valsts šos imamus. Un visbeidzot, vajag redzēt, kas patiesi notiek Zviedrijā. Un, ja jūs to nevarat vai negribat redzēt, tad atkāpieties. Paldies! Nepievienojušies deputātu vārdā Domnēs. 92. gadā Eiropas līderi sanāca kopā un pieņem Maastrichtas līgumu. Un tur likumā parādījās brīva pārvietošanās, un tas arī liecināja, manuprāt, par uh, šīs savienības beigām. Meidžers arī par to nerunāja. Tonijs Blērs ļāva ienākt Eiropā vēl desmit jaunām valstīm, un nevienam netika prasīts. Viņu par to uzslavēja. Lētais darba spēks, kas ieplūdas Anglijā, ir, protams, ļoti patīkams dažādiem cilvēkiem. Parādījās arī teroristi, dažādi spridzinātāji, un tad parādījās doma par Brexitu. Un tad 2015. gadā Angela Merkele atritināja sarkano paklāju vienam miljonam bēgļu. Verhofstads pagājušā nedēļa pieprasīja brīvo pārvietošanos kā daļu no Brexita. Nē, Banjēkungs, mēs ejam prom auf Wiedersehen. Paldies, paldies, jūsu laiks ir beidzies, saka priekšsēdētāja. Sarsalekos nākošais runātājs. Paldies, priekšstādātāji! Jautājums, ko šodien pārunājam, ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir vienīgais gadījums, kad mēs atkal atjauninam robežu kontrolas, tāpēc, ka ir palielinājusies organizētā noziedzība un vardarbība. Uh, ir tikai viens veids, kā reaģēt uz to, un tā ir pārobežu sadarbība. Uh, apkarojot pārobežu noziedzību un terorismu. Mēs zinām, ka robežas neaizsargās jūsu suverenitāti, tās aizsargās drīzāk uh, noziedzniekus, bet Eiropai ir jābūt uh, pilsoņu labā, nevis tāpēc, lai viegli varētu pārvietoties noziedznieki. Nedrīkstam sev muļķot, jāapzinās problēma un jāsaprot, kas ir jādara. Mums nepieciešams efektīvāk pārtvert aktīvus, uh, efektīvāk jākontrolē internets, labākas policijas procedūras, labāka likumdošanas harmonizācija. Mums nepieciešams stiprināt Eiropas aģentūras. Nepieciešams rīkoties un nedrīkst vienkārši runāt. Paldies! Nākošais runātājs uz pusotru minūtu Šaldemozes kundze. Lūdzu! Paldies priekšstādātāji! Komisāra kungs, liels paldies par jūsu ievadu šodien. Jūs eh, sniedzāt ļoti labu pārskatu par galvenajiem problēmu jautājumiem, ar ko mēs saskaramies runājot par organizēto noziedzību, bet tāpat jūs arī devāt pārskatu par to, ko komisijas prāt mums vajadzētu darīt lai apkarotu šo parādību. Jādara vairāk tā tas ir, jo pilsoņi grib justies eh, drošāki. Organizētā noziedzība ir eh, iznīcinoša. Mēs eh, te saskaramies ar lieliem izaicinājumiem, tautas partija grib par to runāt, mēs arī, mēs nebaidamies no šīm debatēm. Bet par to ir jārunā ne tikai Ziemeļu Eiropas kontekstā, bet arī citās valstīs. Mūsuprāt, ir iespējams sadarboties starp valstīm Dānijā ir sociāla demokrātu valdība. Un uh, arī Zviedrijā, un tās ir nolēmušas darboties uh, kopā, apvienot savus spēkus. Mēs esam izveidojuši centru, kas būs tāds īpašs uh, sadarbības mezgls centienos cīnīties uh, pret uh, organizēto noziedzību Dānijas un Zviedrijas robeža reģionos. Uh, Jā, tā ir problēma, bet risinājumu eh, mēs varam panākt tikai tad, ja mēs sadarbosimies. Jā, mums būs nepieciešama robežu kontrola, varbūt arī kādi citi pa eh, pasākumi, bet mums ir jāstrādā kopā, ja gribam atrisināt šo problēmu. Tāpēc Dānijas un Zviedrijas eh, valdības attiecīgi rīkojas, un mēs gribētu sagaidīt iniciatīvas no Eiropas komisijas tā lai mēs varētu reiz un uz mūžīgiem laikiem atrisināt šo problēmu Dānijā, Zviedrijā un arī visur citur Eiropā. Paldies, un Pagasart un do kundze uz eh, vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, kā jau jūs teicāt iepriekš, 21. gadsimtā šeit Eiropas Savienībā organizētā noziedzība, organizētā korupcija, naudas atmazgāšana. Uh, cilvēku tirzniecība ir ārkārtīgi tādās izsmalcinātās formās, un uh, mums ir jādomā, kādi instrumenti ir mūsu policijas spēkiem un tiesu uh, sistēmām. Jūs runājāt par noziegumu, par nodarījumu definīciju harmonizāciju. Tas ir būtiski. Tas varētu būt svarīgs solis uzlabojot policijas sadarbību un uh, Eiropas apcietināšanas ordera izmantošanu. Fakts ir tāds, ka šīs organizētās noziedzīgās grupas, eh, tām ir eh, liela resursa un tās bieži vien var izmukt no policijas, no tiesu sistēmas. tie, eh, ko Eiropā tur aizdomās par organizēto noziedzību, viņi darbojas šajās palēkajās zonās, viņi izslīd cauri jebkādiem kontrols tīkliem. Mēs vairāk nevaram izvairīties no sadarbības eh, eh, policijas un eh, tieslietu jomā. Jūs jau pats norādījāt, ka jums jānodrošina, lai mums būtu nepieciešami instrumenti, lai varētu efektīvi cīnīties, un mēs atbalstīsim jūs šajā cīņā. Paldies! Nākošais runātājs Tomašičs kundze, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! apmēram 90% nelegālā migrantu, kas iebrauc Eiropā, tie sadarbojās ar krimināliem tīkliem, kas palīdzēja viņiem uh, pārvietoties. Jau no pirmās dienas ir bijis skaidrs, ka uh, legālās migrācijas atbalstīšana tikai stiprina cilvēku nelegālo pārvadāšanu un citas noziedzības formas, uh, kā terorisms, prostitūcija, narkotika tirzniecība, cilvēku orgānu tirzniecība. Ir pilnīgi skaidrs, ka bezcerīgā situācijā nonākuši cilvēki meklē kādus risinājumus, darīja ko, lai sasniegtu Eiropu, bet nav skaidrs, kāpēc Eiropa pieņem šīs briesmas, kurām cilvēki sevi un savas ģimenes pakļauj, un kāpēc šāda uzvedība tiek pieņemta, neskatoties uz to, ka tiek pārkāpts arī tiesību normas. Tas viss uh, rada auglīgu augstu organizētai noziedzībai. Eiropai ir laiks sakārtot imigrācijas un iekšlietu politiku. No tā iegūtu visi Eiropas pilsoņi un arī tās valsts tie pilsoņi, kas vēlas kļūt par Eiropas pilsoņiem. Eh, šiem cilvēkiem, kas vēlas integrēties mūsu sabiedrībās un valstīs, ir jārespektē arī mūsu likumi. Paldies! Eh, nākošais eh, Hidvegi kungs. Paldies par doto vārdu. Šodien mums jārunā par to, ka Malmē un daudzās citās Zviedrijas lielpilsētās vardarbīgā noziegumu skaits ir tik ļoti pieaudzis, ka iedzīvotāji dzīvo pastāvīgās bailēs. Uh, Tas ir kauns, eh, ka korektā prese un elite eh, cenšas relativizēt vai noklusēt šos incidentus. Mēs visi zinām, ka sākot no 2015. gada Zviedrija ir pieņēmusi vislielāko migrantu skaitu, eh, kuru samērs noziedzīgo nodarījumu pastrādāšanā ir ārkārtīgi augsts. E, tas ir novedis pie īstas katastrofas un integrācija ir pilnīgi izgāzusies. Ir šokējoši, ka e, Zviedrijas e, liberāli kreisie dara visu, lai tas nekļūtu zināms. Ja valsts nav spējīga aizstāvēt savus pilsoņus un Eh, prese vairs eh, eh, nepauž patiesību, bet kļūst par liberālu kreiso instrumentu, tad mēs redzam šādu situācijas attīstību. Paldies, un tagad divas minūtes Fajonas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Šengenas zona bez iekšējām robežām, tai vajadzētu garantēt jebkuram Eiropas pilsonim iespējas brīvi pārvietoties Tas ir viens no būtiskākajiem Eiropas integrācijas eh, sasniegumiem. Tas ir arī elements, kas raksturo Eiropas Savienības patieso identificāti, kas personificē arī sadarbību, samierināšanos, mieru, eh, uzticēšanos, drošību. Un tas viss tagad tiek eh, testēts pēdējo gadu laikā, pēdējo piecu gadu laikā. Dalība valsts, kas ir Schengenas zonā, ir eh, stiprinājuši savas, eh, savu iekšējo robežu kontrolas, kaut gan tam nav juridisks pamats. Tāpat mums jāuzdod jautājums, kā virzīties uz priekšu. Vai mēs eh, jau esam nonākuši pie Schengenas laikmeta beigām un ko darīt, lai to atkal atdzīvinātu? Mēs nevaram vienkārši attaisnot kādus pasākumus, vienmēr atsaucoties uz organizēto noziedzību grūtībām, ar kvotām, mums ir eh, jācīnās pret šādām problēmām ar drošām ārējām robežām, jācīnās eh, pret šiem eh, cilvēku pārvadātājiem un jāpalīdz arī izcelsmes valstīm risināt problēmas, tur, kur šīs problēmas rodas. Tāpat labāk vajadzētu nodrošināt informācijas apmaiņas starp mūsu tiesu struktūrām un jāstiprina uzticība mūsu starpā. Tāpat nepieciešams, eh, lai noteikumi būtu visiem skaidrāki, vieglāk pielietojami. Iekšējās robežas tagad saskaras ar eh, tādu situāciju, ko mēs nekad nebūtu spējuši iedomāties pirms eh, vairākiem gadiem. Protams, mēs nevarēsim atrisināt pilnīgi visas problēmas, ja mēs arī atjaunosim kontrolas uz visām robežām, bet uh, problēma, mūsuprāt, ir tas, ka trūkst uh, mūsu līdera politiskā griba, un tas ir jauns izaicinājums mums visiem. Mums vajadzētu atgriezties uh, pie saruna galda. Paldies! Paldies! Tagad uz vienu minūti Strugāriju kundzi lūdzu. Paldies! Mums jābūt godīgiem vairākos jautājumos. Pārobežu noziedzības apkarošanu var veikt eh, tikai koordinētā veidā, sadarbojoties un nodrošinot, ka eh, nacionālās un eh, Eiropas iestādes sadarbojas balstoties savstarpēju uzticību. Šengenas robežu slēgšana nerisina šīs problēmas sakni, bet tikai mazina simptomus. Eirojustam ir jāspēlē galvenā loma cīnoties pret šīs problēmas pamata cēloņiem. Otrām kārtām. Šengana ir eh, brīvības un drošības telpa, un tā tāda var palikt tikai tad, ja no vienas puses dalība valstu iestādes darīs eh, to, kas tām jādara atbilstošā veidā, un ja mēs būsim saskaņotāki savā rīcībā un vairāk iesaistīsimies no likumdošanas viedokļa. Vienkārši pasākumu veikšana ir nepietiekama kā jau pierādīja arī mūsu 3. decembra uzklausīšana, un kā jūs jau to komisāra kungs teicāt. Mums ir eh, jācīnās pret pārobežu noziedzību nopietnāk. Mēs nevaram pieļaut to, ka cilvēki, kas grib brīvi pārvietoties, ka viņi tiek ierobežoti savā brīvībā. Paldies, un tagad Varbon kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Organizētā noziedzība tagad ir kļuvusi par vienu no smagākajām problēmām Eiropā, un, diemžēl, eh, Zviedrija ir eh, kļuvusi par tādu eh, negatīvu piemēru. Situācija Malmē ir tik smaga, ka Dānija ir atkal ieviesus robežu kontroli. Tas skar daudz cilvēkus, bet es gribētu likt uzsvaru uz mazu uzņēmumu īpašniekiem, kuri ir ļoti pakļauti šāda veida noziedzībai. Uh, lauksaimnieki, celtniecībā strādājošie, viņi kļūst par upuriem šīm starptautiskajām noziedzības organizācijām katru nedēļu. Eh, tas skar eh, veikalu un restorānu īpašniekus, viņi kļūst par šo noziedzīgo bandu upuriem. Pret šīm bandām jācīnās ar spēku. Un es ceru, ka Eiropas Savienība spēs kaut ko panākt, jo Zviedrijas sociāldemokrāta vadītā valdība ir zaudējusi kontroli. Mums ir jāstiprina muita, jāpaplašina Eiropola darbība un jānodrošina, lai policijas sadarbība Eiropas līmenī tiktu paplašināta. Brīvība pārvietoties nav attiecināma uz noziedzniekiem. Paldies! Un nākošais runātājs uz minūti uh, Karnerkungs lūdzu. Frau Präsidentin! Priekšsēdus kundze, darbie kolēģi, krimināla tiesības un krimināla vajāšana arī mūsdienās vēl pārāk bieži apstājas pie Eiropas iekšējām robežām, taču organizētā noziedzība ir Eiropas integrācijas procesu jau sen pavirzījis tālāk uz priekšu. Katrs noziedzīgs nodarījums, kas netiek atklāts eh, vājas policijas sadarbības eh, dēļ vai novērsts, atļauj Eiropas ienaidniekiem eh, vērsties un polemizēt pret vienu no Eiropas dārgākajām mantām, proti personu brīvo pārvietošanos. Tādēļ mums jābūt drosmīgākiem. Un policijas sadarbībā uh, Eh, un tiesību sargājuši iestāžu sadarbībā beidzot ir jākļūst izlēmīgākiem. Mums ir jāaiziet no saviem nacionālajām slēptuvēm, mums ir vajadzīgs eh, Eiropas FIB pret organizēto nodzīdzību un labāka sadarbības ar mūsu tiesību sargājušām iestādēm, bet mums jāsargā īpaši viens, proti eh, šī brīvība Eiropas iekšienē, personu brīvā pārvietošanās, tas ir viens no lielākiem dārgumiem, uz kuriem ir celta Eiropa. Paldies! Turpināsim ar brīvo mikrofonu. Kolēģi, atgādinu, ka katram runātājam ir dot vienu minūtu, lūdzu to ievērot, pretējā gadījumā man nāksies jūs pārtraukt. Pirmais runātājs manā sarakstā Bukoviča kungs, viena minūte. Paldies par vārdu. Priekšsēdus kundze. Pārobežu noziedzība attīstas. Noziedznieki neapstājas pie robežām. Tieši tādēļ mums jāliek lietā veselais saprāts, jāsadarbojas, tādai jābūt mūsu atbildēji. Ir daudz organizētās noziedzības veidi - narko noziedzība, prostitūcija un citi, kas attīstas. Mēs saskarāmies ar to, ka Dānija ir slēgusi robežu, censdamies cīnīties eh, tādējādi pret organizēto noziedzību. Taču ņemsim vērā arī to, ka katra problēma, kas eh, nonāk pie mūsu robežām, ir būt rūpīgi jāizpēta, un tās cēloņi arī. Mēs nevaram vienkārši paslodzīt problēmas zem paklāja, tā mēs tās neatrisināsim un tā mēs pat zaudēsim cilvēku uzticību. Ir jāizstrādā piemēroti procesi, kā cīnīties ar šiem fenomeniem. Mēs nedrīkstam uh, uh, izlikties tos neredzām un jāsargā uh, šī persona brīvā pārvietošanās, kas ir ļoti vērtīga manta uh, Eiropas saimnībā. Nākamais runātājs. Jā. Ja komisijas viceprezidentes eh, kundze. Eh, man liekas, ka tas ir labi, ka eh, šajā diskusijā mums ir dot arī iespēju runāt par gadījumiem Dānijā un Zviedrijā. Es uzskatu, ka tas ir tikai dabīgi, ka Dānijas valdība ir šo pagaidu soli spērusi, proti robežu kontrols atjaunošanu, pie Schengeres eh, robežām. Tas ir derīgs rīks, lai eh, situāciju nomierinātu, taču ilgtermiņā arī tas nebūs risinājums. Tādēļ mums ir jāsaglabā Schengens pozitīvā, pozitīvais narratīvs un, kā jau Šefčoviča kungs sacīs, mums ir jāpieliek vēl lielāki pūliņi, lai Eiropolu darbu padarīt efektīvāku un uzlabot sadarbības starp dalībvalstīm. Turklāt mums ir arī jāsaprot labāk, ko var darīt atsevišķas valdības, tie skaitā e, Dānija ir parādījusi labi piemēru un šos pasākums nedrīkst politizēt. Paldies, Bilbao Barandikas kundze. Paldies, priekšsēdas kundze. Šī debata mums atgādina, ka drošība Mums visiem ir svarīgs mērķis, bet jābūt piesardzīgiem, lai tā nekļūtu par iegānstu eh, atsevišķiem politiskiem soļiem. Koordinācija ir vajadzīga, jā, bet eh, eh, ja tā ir efektīva, jo ir arī citi piemēri jaunākajā Eiropas vēsturē, jaunāko laiku atstumšana un politizācija kas nedod labus rezultātus. Šī debata ir jāizmanto, lai uzlabotu koordināciju mūsu starpā. Ir jāliek lietā modernās tehnoloģijas, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Taču tas nedrīkst kļūt par iegānstu, kā redzam pie reakcionāriem, lai vērstos pret visiem, kas vēlas eh, nākt uz Eiropu. Eh, no turienes vairs tikai masos uz naidu, mēs gribam uzlabot sadarbību, efektivitāti, jāpiemēro likumi, eh, lai to panāktu. Paldies! Tagad Valasa kungs lūdzu priekšsēdž kundze īrijā. Eh, Organizētām noziedzībai nav sakara ar eh, personu brīvo pārvietošanās, arī ne ar migrantiem, kas spēlē pozitīvu lomu mūsu sabiedrībā. Uh, Tas, kas ir legalizēta organizēta noziedzība, to mēs vērojam savā banka sektorā, īpaši Kanāma uh, Bad Bank uh, gadījumā, kas īstenībā sargā nopietnas noziedznieks. Runājot par organizēto noziedzību, īrijā eh, tā lielā mērā grozas ap narkobiznesu, taču, diemžēl, uh, Eh, karš pret narko eh, noziedzību ir izgāzies, tāpat kā eh, seksuāla pakalpojuma kriminalizācija īrijā. Es nesaprotu, kādēļ Eiropa joprojām neharmonizē savu pieju cīņā pret narkobiznesu. Šādi mēs tikai padarām bagātus noziedznieks, un tas viss nedarbojas. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs, e, nākamā runātājs vienu minūti, Kokolārī kundze. Paldies, e, priekšsēdis kundze. Pēdējo trīs mēnešu gaitā šeit parlamentā esam debatējuši vairākas nopietnas starpgadījumus vairākās dalību valstīs. E, Polijā ir kriminalizēta, kriminalizēta seksuālā izglītība, Maltā ir noslepkavota eh, žurnālisti, kas izmeklēja korupcijas noziegumus. Mm, Zviedrijā ir bijušas eh, eh, bumbošanas, mm, bet sociālisti šeit cenšas šo problēmu padarīt mazāk, kā tā ir. Viņiem ir tā kā neērti šajā sakarā ir jāuzlabo tomēr drošība Zviedrijā, jo Zviedrijas valdība ir zaudējusi kontroli. Policija Zviedrijā ir vajadzīgs Eiropola atbalsts, eh, ciešāka policijas eh, sadarbība. Es negribu atkal atgādināt šīs ziņas par uh, nopietnu bumbošanu manā dzimtajā pilsētā Stokholmā, arī Upsalā. Situācija ir eskalējusi, mums vajadzīga palīdzība. Paldies! Nākamā runātāja, vienu minūtu grapīnī kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Nu, dien šī tēma skar visus eiropiešus, un šeit izskanēja kaut kas, kas mani darīja ļoti bažīgi. Ir 5000 organizētās noziedzības grupējumu, kas ir strauji pieaugums sākot, eh, salīdzinot ar 2013. gadu. Kādi ir risinājumi? Jūs mums par to informējāt, bet mēs redzam, ka arī korupcija aug, Orgi, e, ekonomiskā noziedzība, prostitūcija, narko un ieroču kontrabanda. Tas jau skar ne tikai sabiedrību un uh, ekonomiku, ir apšaudes uz ielām, veikalos, uh, kafejnīcās. Mums vajag risinājumus, taču jūs tos tā īsti nesat iezīmējis. Mēs tikai redzam situācijas analīzi. Mēs arī negribam rādīt ar pirkstu Zviedriju vai Dāniju. Ir runa par vienoto tirgu. Un mums ir jārisina šī problēma visās dalībvalstīs. E, e, informācijas apmaiņa jāpātrina, tas ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņu interesēs. Paldies. Paldies, tagad viena minūte Mandersa kungs. Paldies priekšsēd. Komisāra kungs, paldies par jūsu darbu, jūsu pienesumu debatēs. Eh, žēl, ka šeit nav pārstāvēta padomas prezidentūra. Eiropa balstās uz ekonomisko sadarbību un brīvību. Bieži konstatējam, ka brīvība tiek izmantota eh, ļauniem mērķiem. Te mēs runājam par organizēto noziedzību. 50 plus tā ir. Eh, Iedzīvotāja grupa, kas zina, ka Um, Eiropa var dot mums labumu, bet pat labāk e, mēs redzam situāciju, ka e, organizētā noziedzība e, plešas plašumā, un tādēļ e, krimināla e, tiesībām ir jākļūst par Eiropas kompetences jomu. Pašreiz mēs redzam subsidiaritāti, bet valstis pašas ar to netiek galā. Šeit ir brīvība, bet varbūt pa daudz brīvības. Eh, mēs nevaram pieļaut, ka organizētā noziedzība pelna tik lau, liels līdzekļus. Es ceru, ka dalību valsts valdībām ir idejas un arī komisijai, kā pret to vērsties efektīvāk. Paldies, un pēdējais, pēdējā runātāja vienu minūtu, lai tālu kundze. Lūdzu. Ja viņas šeit nav, tad došu vārdu komisijai. Šefčoviča kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms gribētu informēt jūs par to, ka šī diskusija ir ļoti nopietna. Un gribētu pateikties, ka jūs šo jautājumu, šo lielo izaicinājumu aplūkojat. Ir skaidrs, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt mūsu pilsoņu drošību un cik dramatiska var būt situācija. Daudzi minēja konkrēti situāciju Malmē, Zviedrijā, Dānijā, un mēs tiešām redzam, ka Ziemeļvalstīs ir problēmas, taču faktiski tās ir visur Eiropā. Organizētā noziedzība pieaug, narkotikas tiek piegādātas ar vien lielākos apmēros, šīs noziedzīgās grupas aug skaitā, un jo arvien biežāk mēs redzam vardarbību. Jūs minējāt skaidrus par Zviedriju, piekrītu, ka tie ir ļoti iespaidīgi. Komisijas vārdā var teikt, ka mēs meklēsim visas iespējas un visus instrumentus, kā risināt šos jautājumus. Mums ir specializētās aģentūras, Eirojusts, Eiropols, palīdzēsim Eiropai un citām ziemeļu valstī, nu faktiski jebkurai Eiropas Savienības valstī, kam būs nepieciešama palīdzība. Daži no jums prasīja, ko mēs varam darīt, kā var palīdzēt. Es jau ievadā teicu par dažādiem pakāp pasākumiem, taču vissvarīgākais ir noslēgt šos juridiskos caurumus, izbeigt atšķirības likuma dažādā piemērošana, lai mūsu policists sadarbojas arvien labāk, lai viņi slēgtu robežas noziedzniekiem, bet atvērtu tās mūsu parastajiem pilsoņiem. Tāpēc es gribētu pateikties Madam Fritsen un Haukan par atbalstu, par mēģinājumiem atrast kādas risinājumus, kā labāk izmantot Eiropolu, kā motivēt policiju, sadarboties pāri robežām labākā formā. Tā ir, manuprāt, komisijas pamatprioritāte, un tā tiks atspoguļot mūsu darba programmā pirms mēneša beigām. Fašamauze, Fajans kundze arī atsaucās uz robežu kontrolas ieviešanu. Šeit es gribētu uzsvērt, ka dalība valstis var to darīt uz zināmu laiku, ja ir kādi draudi sabiedrībai un iekšējai drošībai. Un Dānija ļoti skaidri runāja par pārobežu noziedzības radītiem draudiem. Komisija analizē šo notifikāciju un tās pamatotību. Mēs zinām, ka Schengen ir ļoti svarīga mūsu pilsoņiem, ka tā ir mūsu simbols, tā ir mūsu pamatvērtība. Tāpēc ir jāmeklē visas iespējas, kā izvairīties no cēloņiem, kas ir noveduši pie šādas īslaicīgas robežu kontrolas ieviešanas. Beigās es gribētu piekrist visiem tiem, kas teica, ka šī ir Eiropas problēma un tai ir nepieciešami Eiropas risinājumi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs visi strādājam kopā cīņā pret šo noziedzību. Gribētu uzsvērt, ka komisija cer, ka jūs turpināsiet izrādīt mums atbilstu šajā cīņā. Paldies komisāram! Debate par šo darbkārtības jautājumu līdz ar to ir beigusies. Nākamais darbkārtības jautājums komisijas paziņojums par vienoto lādētāju mobilo sakaru ierīcēm. Dodu vārdu atkal komisāram Ševčovičam. Thank you very much. Paldies! Šis būs vieglāks jautājums, bet ļoti nopietnas jautājums mūsu pilsoņiem. Gribētu pateikties par iespēju paskaidrot, ko dara komisija, runājot par vienoto lādētāju. Vispirms gribu uzsvērt, ka mēs atbalstam harmonizāciju lādētāju jomā. Vienotais lādētājs bija iniciatīva, jau 2009. gadā. Gribu uzsvērt, ka pateicoties komisijai, arī nozare šeit uzsāka brīvprātīgu pieeju. Kopš tā brīža šis jautājums kļuva svarīgs. Pārējot uz jauno ekonomikas stilu, šī iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga runājot par zaļo pieeju. Tagad mazliet par fonu. Gribētu jums atgādināt, ka 2009. gadā mums bija vairāk nekā 30 lādētāju sistēmas, tagad ir palikušas vairs tikai 3. Brīvprātīgā pieeja ir bijusi efektīva, likvidējot tirgus sadalītību un fragmentāciju un tas ir atstājis arī labu iespaidu uz zaļo pieeju. Jāsaka, ka joprojām ir ārkārtīgi svarīgi domāt par atkritumiem, ko rada elektroniskās iestājas. Kopš tā laika komisija ir mēģinājusi uzturēt šo brīvprātīgo pieeju, taču neesam vēl sasniegusi pilnīgu harmonizāciju. 14. gada nozara ieviesa divas jaunas tehnoloģijas uzlādei, wireless un USB uh, variantu. Šīs tehnoloģiskās izmaiņas prasa mainīt uh, situāciju. Mēs atkal runājam par brīvprātīgo pieeju, neiejaucoties attīstībā. Mēs regulāri meklējam risinājumus, kas sasniegtu esošos mērķus. Tātad savietojamība, runājot par lādētājiem, samazināt atkritumu apjomu un apmierināti patērētāji. Taču mūsu mērķi nav piepildīti. Rūpniecība, jo joprojām ražo dažādas sistēmas un nav pārgājis pilnībā uz vienoto lādētāju. Tāpēc e-atkritumu apjoms nav samazinājies. Komisija runāja arī par vietāluņiem, bet ir parādījušās citas ierīces Tā kā materiālu apjoms, kas tiek patērēts visu laiku, palielinās, un ja mēs runājam par CO2 izmešiem, manuprāt, mēs esam zaudējuši zināmu iespēju. Tāpēc mēs meklējam citas pieejas. Nākošajās dienās parādīsies pētījums, varētu būt deleģētais akts uh, saistībā ar radio sakaru iekārtam kur būtu šis vienotais lādētājs. Taču varbūt tas nebūtu optimāls risinājums. Tas tikai uh, izbeigt šos dažādības apjomus, kas sasniedz 20%. Lai būtu nopietns panākums samazinot atkritumu apjomu, šeit ir nepieciešami papildus pasākumi piemēram, pieprasīt mobīlo telefonu ražošanu bezlādētājiem. Šeit varētu parādīties regulatīvie un neregulatīvie pasākumi, lai sasniegtu šos mērķus. Pētījums arī rāda, kā paplašināt aptvērumu, aizjot prom tikai no mobīlajiem telefoniem, jeb vietu tālruņa. Papildus tiek domāts arī par savietojamību un inovācijām. Tātad jauni risinājumi vienmēr būtu vēlami, ja vien būtu šis vienotais lādētājs. Pat ja šī tehnoloģija vēl ir sākums stadijā, es šeit runāju par vairles lādēšanu, Jautājums ir, ka kompānijas varētu pārdot mobīlos telefonus bez lādētāju. No vides viedokļa tas būtu ļoti labs risinājums, kas nāktu par labu uh, patērētājiem, samazinot to cenas. Eiropas zaļā vienošanās paredz pātrinājumu šai izaugsmēji Mēs gribam mobilizēt nozari reciklētai ekonomikai, kas būtu tīra bez atkritumiem, dodot prioritāti arī materiālu apjomu samazināšanai. Tāpēc komisija ir gatava izstrādāt nākošos soļus, par ko mēs jūs informēsim. Paldies! Tagad vārdu dodu Eiropas Tautas partijas politiskās grupas vārdā kolēģei Tūnai un Hoņšteinai. Es arī vēršu jūs uzmanību uz to, ka no šodienas chronometrs iet atmuguriski. Tā tad, ja redzat, ka jau sarkani skaitlīši, tad centieties pabeigt ātri savu runu. Paldies! President. Oh, voilà. Thank you, President. Uh, dear colleagues, es... Paldies! kolēģi, sevišķi tie no IMO komisijas. Jā, komisijai var teikt, ka mēs jau desmit gadus meklējam risinājumu šim ļoti vienkāršam jautājumam. Tiek ražoti dažādi kabeļi un vadi, un tie tiek izmesti. Mums kamerai vēl ir četri dažādi kabuļi eiropieši, maina viedtālruņus ik pa diviem gadiem vidēji. Tātad katru otro gadu mūsu pilsoņiem jāpērk jauni lādētāji, jo ir jaunas ierīces. Un pat ja šie lādētāji strādā, nepārtraukti tiek izmantot jauni resursi. Ir elektroniskie atkritumu kalni, 50 miljonu tonu globāli. 6 kg uz cilvēku. Eiropā tas ir pat 16 kg uz cilvēku. Tā tas turpināties nevar. Brīvprātīgā vienošanās nav pietiekami. Ir nepieciešami trīs soļi Pirmkārt, komisijai ir jāizrāda vadība, un tā nedrīkst ļaut standartus noteikt lielajām kompānijām. Ja mēs gribam šajos apstākļos kaut ko panākt, tad ir jābūt standartam vienotam lādētājam, vienalga kādās sistēmās, tuvāko sešu mēnešu laikā. Otkārt, iespēja, ka būs vienots lādētājs dažādām ietaisēm un ierīcēm, nebūs jāmaksā par papildus lādētājiem. Un treškārt, ir jānosaka kvalitātes standarti e-atkritumiem. Jāveido jauni mērķi šo savākšanai Protams, lādētājs nav nekas liels, bet šis jautājums ir milzīgs gan Eiropas pilsoņiem, gan videi. Paldies! Paldies! Paldies! Nākamais un D grupas vārdā kolēģi Schalde Molze vienu minūtu. Øh, Paldies! Savā iepriekšējā izteikumā es eh, jūs uzteicu slavēju, bet šoreiz tas tā nebūs. Nu, ar to nepietiek. Tas ir slikti, ka komisija nav spējusi nodrošināt eh, risinājumu šai problēmā. Mums ir nepieciešams vienots lādētājs eh, visām iekārtām. Mēs gadiem ilgi jau par to runājam un ir pienācis laiks beidzot rast risinājumu. Tā kā lūdzu sakārtojiet šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Šī ir tāda neliela problēma, un ja tas prasa tik daudz laika atrast risinājumu tik mazai problēmai, tad kā mēs varam nodrošināt to, lai aprits ekonomika darbotos? Mums ir jārisina šī problēma lai labumu gūtu patērētāji un vide. Es zinu, ka jūs gribat to panākt ar brīvprātīgu mehānismu palīdzību, bet, godīgi sakot, brīvprātīga pieeja šajā jomā nedarbojas. Jums ir nepieciešama cita pieeja. Mēs gribam saistošu likumdošanas priekšlikumu, tā lai mēs varētu rast risinājumu un lai būtu viens eh, vienots lādētājs visiem mobiliem telefoniem. Paldies! Paldies, tagad Riņu grupas vārdā divas minūtes kolēģē Šraina Maharei. Eh, Paldies, komisāri, dāmas un kungi! Man eh, te rodas jautājums, ko Eiropa dara mūsu labā, ko tā vispār nozīmē. Un uh, atbilde varbūt ir, nu, radošums, uh, radoša pieeja 500 miljonu cilvēku tirgumu. Bet reizēm šī vērtība ir uh, ļoti tādās mazās lietās slēpta, kā piemēram šis vienotais lādētājs. Tāds vienots lādētājs, kas darbotos visiem mobiliem telefoniem, planšetdatoriem un citām ierīcēm, tas palīdzētu patērētājiem mazinātu atkritumus, padarītu dzīvi vieglāku lietotājiem. Līdz šim jūs esat uh, vienmēr ir bijis nepieciešams uh, lādētājs katrai ierīcei, tas tiek uh, izmest miskastē līdz ar nolietoto ierīci. Priekšlikums nu jau ir bijis uz galda vairāk kā desmit gadus, vai nav laiks kaut ko reāli darīt. Daži ražotāji saka, nedrīkst jaukt kopā bulus un bumbierus, kā saka manā valodā, bet es nedomāju, vai viss tik tiešām ir tik sarežģīti. Daži ražotāji ir pavirzījušies uz priekšu, un pēdējos gados mēs esam pārgājuši no 30 tipu lādētājiem uz 3. Nu, tas ir labi, bet jādara vēl kas vairāk. Eh, šķiet, ka varbūt eh, nu, tāda laipna iedrošināšana ar to nepietiek, tāpēc mums eh, jāpāriet no brīvprātīgās pieejas ražotājiem, jāpāriet uz likumdošanu, jo šis brīvprātīgais princips, kā mēs redzam, nav darbojies. Tāpat jāatstāj iespēja atvērta jaunām tehnoloģijām, tā ka es aicinu komus, komisiju nākt klajā ar paziņojumu par uh, vienu vienotu lādētāju. Tas būtu labi patērētājiem, mazināt atkritumus un dot iespējas inovācijām. Paldies, un nākošais runātājs zaļo grupas vārdā Dāvids Kormans lūdzu uz vienu minūti. Komisāra kungs, kolēģi! Uzklausīšanas laikā novembrī mēs eh, negatīvi izteicāmies par to, ka nav šie vienotie lādētāji. Mēs prasījām ātru darbību un eh, komisija tikai slēpās aiz izpētes, eh, aiz pētījumu, kurš nebija publicēts. Kāpēc pēc tam šāda klusība? Kopš, okt, kopš optauka mēs esam prasījuši rezultātus, decembrī tikās ekspertu grupa, rezultāti nav redzami. Nu jau desmit gadus komisija mēs paļaujamies uz, komisija paļaujas uz uh, nozares uh, brīvprātīgu labu attieksmi un labētāji tikai berzē rokas. Tas nav pieņemami. Tas nav pieņemami Eiropas pilsoņiem un pilsonēm. Uh, jo mums ir jācīnās pret atkritumu ražošanu un šādā veidā, šāda iniciatīva tiek bloķēta. Ar to mēs nedrīkstam tā rīkoties. Mēs tāpēc prasam, lai komisija nāk klajā ar deleģētu aktu vai arī, lai tiktu uzsākt likumdošanas procedūra. Eh, mēs eh, runājam par eh, zaļo kursu Eiropai, nu tad ir jāvirzās uz priekšu, jo ir pagājuši desmit gadi, ka mēs gaidam šo vienoto lādētāju. Paldies! Paldies! Paldies ideja grupas vārdā kolēģi Žorona. Vienu minūti. Kolēģi, komisāra kungs, vienots lādētājs, nu, to mēs gaidam Brisenes gaiteņos. Uz mums raugās pilsoņi, viņiem ir neizprotams šis debats šovakar. Uh, Brisele nespēja noregulēt šo jautājumu. 2009. gadā ir paziņojums, kas man ir rokā. Komisija raksta, ka tā pozitīvi vērtē to, ka nozara apņēmusies izstrādāt vienotu lādētāju. Bet, nu, pāragri šie sveicieni. Reāli, ja es gribu uzlāb, uzlādēt savu telefonu ar citas markas lādētāju, tad tas nav iespējams joprojām. Komisija bieži vien uh, Eh, liek mums priekšā kaut ko attiecībā uz eh, pensijas sistēmu vai uz ko citu, bet bieži vien vārdi tā arī paliek, ne to, nesakot nekādu darbību, un mēs nedrīkstam tā turpināt. Mums uh, Mēs zinām, cik ļoti izmaksā daudz šādu tukšu solījumu. 2010. gadā jūs uh, Nokia bija viena no pirmajiem uzņēmumiem, kas uh, izstrādāja mobīlos telefonus, bet, uh, lai darbotos jau no paša sākuma, jūs ļāvāt, lai Microsoft uh, firma pārpirktu viņu biznesu. To varēja nodot jebkuram citam pilsonim, tas būtu bijis daudz efektīvāk. Novskā. Paldies, un tagad EKR grupas vārdā kolēģa Mož Džanovska vien ar pusminūti. Paldies, priekšsēdētāji. Desmit gadi tik būtiskam jautājumam visiem mūsu pilsoņiem. Tas ir nožēlojami. Vienots lādētājs eh, padarītu mūsu pilsoņu dzīvi, ikdienas dzīvi daudz vieglāku. Un tāpat mēs arī pildītu to, ko mūsu patērētāji klienti mums sagaida. Tagad patērētājiem ir jāpērk jauns lādētājs līdz ar jaunu iekārtu. Runātāji tiek aicināti izteikties lēnāk. Tātad, ieviešot eh, regulējumu, kas eh, to mainītu, nu, tas būtu ļoti noderīgi patērētājiem, bet eh, tas ļautu mums arī ierobežot elektronisko atkritumu apjomus, kas atbilstoši mūsu aprēķiniem ir desmit tūkstoši ga, tonu gadā, desmitiem tūkstoši tonu gadā. Mums ir nepieciešama padziļināta šī jautājuma analīze, lai nodrošinātu uh, to, ka šī starpsavietojamība tiek uh, pilnībā nodrošināta. Tāpat, protams, arī jādod vieta dabīgam tehnoloģiju procesam, lai no tā iegūtu patērētāji. Ir nepieciešama jauna risinājuma, kur tiek ņemtas vērā arī jaunākās uh, tendences, uh, kas principā ir izskauž tradicionālos lādētājus, tā vietā izmantojot bezvadu lādēšanu. Un tādā veidā mēs arī varētu samazināt elektronisko atkritumu apjomu un padarīt eh, dzīvi ērtāku, piemēram, transporta līdzekļu vadītājiem. Paldies! Es zinu, ka viena minūte ir daudz brīz, lai eh, ko saprātīgi pateikt, bet lūdzu. Uh, Eh, lai no tā neciestu tulki, viņiem vienkārši netiek līdz nākamā goja grupas vārdā kolēģi Konečna pusotra minūte. Paldies, eh, priekšsādātāji, cienējamie kolēģi, eh, komisijas vicepriekšsādātāji. Ehm, mums eh, mājā ir eh, vieteņi, kur atrodas daudzi vairs nelietoti eh, lādētāji, un um, katrs ražotājs izgatavo atšķirīgu lādētāju patērētājiem. Tas ir ļoti nepatīkam, un tas liek nevajadzīgu spiedienu uz mūsu planētas ekoloģisko sistēmu. Eiropas parlaments jau 2017. gadā prasīja, lai tiktu izstrādāts eh, vienota tipa lādētājs visiem mobiliem telefoniem, un eh, komisija toreiz eh, tika aicināta izstrādāt deleģēto aktu un īstenot to. Komisija ir gaidījusi, ir tikai aicinājusi, tā it kā ir atvērta, bet, nu, jāsaka, tā, tā ir saniknojusi dalību valstis, vai arī komisija baidās uh, Eh, no kaut kā. Jā, Junkara komisijai bieži vien trūk trūka principi, bet tagad šķiet, ka jaunā uh, komisija, nu vai tai būs baila, vai arī tā tomēr izvērstīs tādu visaptvarošu suverēnu ekonomisko uh, politiku. Es personīgi ceru, ka tā darīs to, ko Eiropas parlaments jau prasīs tik ilgi, pretējā gadījumā mums. Uh, Eh, jāliek Eiropas eh, pārvaldība lielo korporatīvo uzņēmumu rokās. Nav jēga runāt, ir jāstrādā, jāpierāda, ir eh, jāprasa komisija sākt rīkoties. Paldies! Paldies, kolēģis Manders, viena minūte. Dankjewel, voorzitter. Mooi dat we het hier hebben. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tās ir labas ziņas, ka mēs runājam par vienoto lādētāju. 2009. gadā es iesniedzu grozījumu vidas eh, komitejā. 2009. gadā par to tika runāts trialogā un padome komisija un parlaments vienojās par to. Ir pagājuši desmit gadi un nav joprojām šis vienotais lādētājs. Protams, ir labi, ka cilvēki saka, ka tas palīdz, palīdzēs samazināt atkritumu apjomu, bet mani sarūktina tas, ka mēs neatsaucamies uz to faktu, ka cilvēki Eiropas Savienībā ir tik ļoti atkarīgi no mobiliem telefoniem, savas drošības eh, nodrošināšanas nolūkos, eh, komunikācijā un tā tālāk. Žēl, ka neviens par to nerunā. Es eh, šodien atbraucu no Nīderlandes uz šejienu Strasbūru, braucu cauri Ardēnu reģionam, Beļģijai, un es redzēju telefonu būdiņas pie ceļa. Nu, tā tad, ja man telefona baterija izlādētos, ko tad es darītu uz ceļa? Telefons ir ļoti svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa. Cilvēki ļoti gribētu, lai telefona lādētāji būtu vienoti standarta, un mums jāprasa ražotājiem un komisijai, lai tātad šie lādētāji būtu vienoti standarta. Salībā. Paldies, nākamais kolēģis Aģus Salībā ar vienu minūti. Mobile phones. Paldies dažādi lādētāji mobiliem telefoniem un iekārtām. Pirmām kārtām ir biznesa darbība, kas nes miljoniem peļņus. Uzņēmumi šodien ražo ne tikai dažādas lādētājas, dažādām uh, telefonu versijām, bet papildus tam uh, daži no tiem sūta savus jaunos modeļus, pievienojot tiem lēnā, lēnākus lādētājus, un otrs ātrais uh, lādētājs ir pieejams par papildus cēnu. Otrām kārtām. Uh, Mm, tas ir milzīgs kaitējums videi. Mums ir vairāk kā 51 tūkstots tonu elektronisko atkritumu gadā tikai no lādētājiem vien. Trešām kārtām. Tas ir ārkārtīgi nērti cilvēkiem, kuriem vai ir jāmaksā par lādētāju, kas viņiem nav nepieciešams, ja arī varbūt tas ir nepieciešams. Uh, jo neviens cits lādētājs mājās mm, konkrētam ierīcei neredz, ne, nedara. Nu, manuprāt, ir eh, pienācis gals eh, mūsu pacietībai, desmit gadi ir pagājuši, un eh, es domāju, ka vienots lādētājs viedajām ierīcēm ir absolūti mm, neizbēgama prasība. Šī nu ir iespēja. Komisijai ir jārīkojas tagad nekavējoties. Paldies. Nākamā kolēģi Haranzova. Viena minūte. Thank you very much. Uh, Paldies priekšsādātāji, vice priekšsādātāji, kundze. Uh, deleģētais akts no komisijas puses ir nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu standartu uh, lādētājiem un lādēšanas iekārtām. Ir jānoslēgts eh, saprašanās memorands, bet to ir jāīsteno visiem tirgus locekļiem. Es uzskatu, ka labākais eh, risinājums būtu nevis eh, vienot lādētājs kā tāds, bet jāprasa, lai jauni telefoni tiktu pārdoti atsevišķi no lādētājiem, nevis vienmēr telefons ar lādētāju, lai ja visi lādētāji noktu kopā ar, ar kabeli, nu tad ne visiem būtu jāpērk vienmēr šis komplekts, eh, lādētājs un kabels. Tādā veidā patērētāji, eh, patērētā vēlmes tiktu labāk pildītas un samazinātos atkritumu apjoms. Nu tad samazināsim eh, atkritumus un paturēsim galvā iemeslus, kāpēc mēs rīkojamies. Paldies, nākamā kolēģe Sutere, viena minūte. Priekšsādātāji, komisāra kungs, Kurš vēl eh, zina labāk eh, šo problēmu? Gadu gaitā mēs esam eh, savākuši mājā dažādus mobīlo telefonu lādētājus un ne tikai tāpēc, ka mēs pērkam dažādu firmu telefonus, bet modeļi mainās. Tikai jau teikts, ka ir 51 tūkstotis elektronisku atkritumu gadā vide no tā, protams, negūst neko labu. Kad mēs aizmirstam eh, kaut kur eh, savu lādētāju, tad tikai tie cilvēki, kuriem tāds pats telefons var mūs izlīdzēt tā, ka nu, patērētājs arī reāli no tā neiegūst. Tikai nozari iegūst. Daži uzņēmumi vairāk kā citi, kā mēs labi zinām, jo lielākā daļa nozares eh, pāriet uz OSBC, bet. Mm, tomēr ir daži, kuri atsakās arī to darīt. Mēs nevaram ļaut privātās peļņas intereses stāvēt pāri cilvēku un planētas interesēm, kas ir labi patērētājiem, ir labi arī videi, un mums ir jāizmanto šī iespēja. Noslēgumā, komisāra kungs, lūdzu nāciet klajā ar ilgspējīgu risinājumu pēc iespējas ātrāk. Mēs jau esam zaudējuši daudz vērtīgā laika. Paldies! Paldies! Nākamais kolēģis Švābs, viena minūte. Priekšsēdus kundze, darbie kolēģi! Pirmkārt, labā ziņa mums ir viena rozete sienā, kur visi, e, visa šīs dakšas, par kurām runāja kolēģi Sutere, var iebāzt. E, tas ir labi. Tas liecina par to, ka Eiropā standartizācija ir spērs liels solis priekšā Eiropā patērētāju interesēs. Taču, kas attiecas uz, jā, un kas attiecas uz mobiliem, e, e, e, e sakariem, tad standartizācija arī ir liela finansiāla ieguvuma patērētājiem devusi, e, e, uz ko tādu būtu jātiec arī šeit. Taču e, tiem, kas pieprasa universālo lādētāju, es gribu teikt, ka mums ir tirgus ekonomika Eiropā. Neaizmirsīsim, ka vēlamies veicināt arī novatorismu, inovācijas. Taču ja kā jau kolēģi norādīja, ir bijuši 30 dažādie e, lādētāji, tagad jau vairs tikai 3, e, kaut kāds progress jau ir panākts, bet kas attiecas uz bezvadlādētājiem, tur atruna nav komisijai arī, ko es nekavējoties šajā jomā. Nākamā kolēģi Borzāna viena minūte. Jā. Yeah Daudziem cilvēkiem ir daudz lādētāju mājās, kas nekad netiek izmantoti. Daudz jau ir daudz izmetuši, bet krājas arī daudz jaunu, ka ik gadus 51 eh, miljonu tonu, kas eh, atkritumi elektronisko. Komisijas pasākumi līdz šim nav devuši rezultātus. Atkritumu eh, daudzums pieaug pa 5% ik gadus. Mums ir vajadzīgs universāls lādētājs visam mazām mazajām ierīcēm. Tas arī patērētājiem pusmiljardu eiro līdz 2021. gadam aiztaupīt. Standartizācija būtu, uh, lādētāja standartizācija būtu tikai mazs solis uz uh, ilgspējīgāku patēriņu. Uh, uh, līdz pat 51% patērētājiem nācās aizvietot savus mobilos ierīces tādu problēmu dēļ, kuras varēja Eh, dizaina eh, laikā jau atrisināt. Eh, komisijai ir jārīkojas, lai panāktu, ka pilsoņu intereses tiek likt augstāk, liktas augstākas par ražotāju interesēm. Paldies, kolēģi Karvajo, vienu minūtu. Priekšsēdus kundze, komisāra kungs. Jautājums par universālo lādētāju ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai no patērētāju viedokļa raugoties, kuri ir spiesti uh, E, pirkt daudz dažādas lādētājas un dažādiem ierīcēm. Arī no vides aspekta raugoties. Un ņemot vērā milzīgo elektroatkritumu daudzumu, kas ir absolūti nevajadzīgs, kas tiek lēsts ar ap 50 tūkstoši e, vairs nelietojumiem, 51 miljonu, atvainojiet, e, tonu e, e, vairs neizmantotu ladētāju gadā, tas ir šokējoši. E, Komisijas iniciatīva ir palīdzējuši panākt eh, eh, brīvprātīgas vienošanās starp patērētājiem, taču eh, šie rezultāti nav bijuši pietiekami. Ir vajadzīga politiskā griba šo problēmu atrisināt, ir jābūt saistošam likumdošanas prasībām un konkrētiem mērķiem vienotiem tirgum kopumā. Paldies! Nākamā kolēģi Gebharta viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze! Klausoties jūsos, komisāra kungs, eh, man nāca askratīt galvu, savādāk nevarēja. Jo tas, ko jūs mums šodien teicāt, eh, to es dzirdēju jau pirms 9, 10, 11 gadiem. Un kas ir noticis? Nekas. Darbie kolēģi, kas apgalvo, ka esot tikai trīs dažādi lādētāji, uh, es e, veikalā redzu daudz lielāku skaitu, jo nav runa tikai par mobiliem telefoniem, ir runa arī par planšetdatoriem, maziem fotoaprātiem. Tātad e, ļoti daudz dažādu lādēšanas e, ierīču, no kuriem būtu jātiek vaļā. Ir jā, panāk universāls lādētājs. Un mēs labi esam redzējuši, ka uzņēmumu eh, pašu iniciatīvu šeit nekā nedod, jo pēc 11-12 eh, gadiem joprojām gaidām šos risinājumus nē. Brīvprātīga apņemšanās ražotāji eh, ne, risinājumu nedos, bet rīcība, komisāra kungs. Mums vajadzīga rīcība, un mēs kā parlaments beidzot to vēlamies sagaidīt. Paldies! Paldies! Nākamā kolēģe Tota, viena minūte. Paldies, godamie kolēģi! Vairāk jau desmit gadus darba kārtībā ir eh, mobilo lādēšanas ierī, eh, lādētāju, eh, mobilo ierīču lādētāju vienveidošana. Es ļoti priecājos, ka jau 1. janvāra plenāsēdē mēs pievēršamies šim ļoti svarīgam jautājumam, kas ir vienlīdz patērētāju un vidas interesēs. Es uzskatu, ka pat Eh, patērētāju interesēs. Tas ir ne tikai mobiliem telefoniem, bet arī eh, planšetdatoriem, eh, e-lasītājiem un citām mobilajām ierīcēm, portatīvajām. Um, ir svarīgi gādāt, lai patērētāji pirktu uh, um, jaunas ierīces ar vienotiem lādētājiem. Uh, Eh, visbeidzot, es gribētu uzsvērt, eh, ka jaunais, jauniem eh, noteikumiem ir jābūt arī, jāņem vērā arī vidas aspekti, lai samazinātu elektronisko atkritumu apjomu. Paldies! Nākamais kolēģis Arijas Čeverija viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze, komisāra kungs. 51 miljonus tonu elektroatkritumu gadā, pateicoties šīm eh, uzpildz ierīcēm. Tā ir katastrofa no vidas viedokļa. Vienots lādētājs būtu liels iegūms pilsoņiem, eh, arī pārvietošanās brīvību tas veicinātu, ceļojot mums ir daudz lādētājiem līdzi. Aicinu komisiju, nāciet klajā ar likumdošanas iniciatīvām, lai samazinātu beidzot uh, lai izbeigtu šo eh, mobilo lādētāju daudzveidību. Jau vairāk kā desmit gadus par to runājam. Prasām vienoto lādēša, eh, lādētāju mobilajām ierīcēm, un tas vēl nav noticis. Tam beidzot jānotiek eh, pils iedzīvotāju dzīvi jāatvieglo arī uzņēmēm, uzņēmumu ražotāji beig, beigās iegūs no tā, jo būs lielāka efektivitāte un turklāt samazināsim atkritumu daudzumu. Tādējādi lādētāji tiks racionālāk izmantot un būs mazāk atkritumu. Ja digitalizācija un zaļā vienošanās ir mūsu prioritātes, tad vienots lādētājs ir zelta iespēja šiem mērķiem pietuvēties. Paldies, nākamais runātājs, kolēģis Štefanets, viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze, dārgie kolēģi. Vienota lādētāja ieviešana būtu vēl viens piemērs, kā Eiropas Savienība var palīdzēt uzlabot iedzīvotāju dzīves. Mēs visi esam laikam bijuši situācijā, kur mēs savu ierīci nespējām uzpildīt, jo mums nebija vajadzīgā lādētāja. Senāk tas bija vēl sarežģītāk, jo katram ražotājam un modelim bija savs lādētājs. Tas rada nērtības patērētājiem, bet turklāt arī tonām nevajadzīga atkrituma. Lielākā daļa ražotāji parādījuši, ka viņiem nav problēma pielāgoties mikro USB standartam un izmantot to gandrīz visiem, visām ierīcēm. Taču joprojām ir daži spēcīgi spēlētāji, kas tam pretojas, lai gan nav acīm redzami tehniski šķēršļi. Vienota lādētāju ieviešana, būtu piemērs e, tāda veida likumdošanai, e, kas nevis ierobežo, bet e, palielina cilvēku brīvību un drošumu, tādēļ tas ir vajadzīgs iespējami ātrāk. Nākamais runātājs, kolēģis, nākamā runātāja, kolēģe Del Castillo Vera. Paldies, jā. Komisāra priekšsēdis kundze, mēs esam viensprāts, kā arī komisija teica, 51 miljonus eiro ieguvums patērētājiem potenciāti 95 miljonus. Un arī mūsu uzņēmumi iegūs, viņiem būs lielāka konkurētspēja, mazie vidēji, lielie uzņēmumi. Kādēļ tas nenotiek? Kādēļ desmit gadus nekas nav noticis? Uh, Mēs eh, esam tikuši uz priekšu attiecībā uz viesabonēšanu, geoblokķēšanu, bet šajā jomā nē. 2020. gadam vajadzēja kļūt par izrāvienu gadu. Šai komisijai daudz, eh, kam jānotiek šajā gadā, lai komisija sasniegtu savus ambiciozus mērķus. Mums ir vajadzīgs. Šis vienotais lādētājs tam jākļūst par realitāti. 2020. gadā ar mūsu atbalstu varat rēķināties, dargā komisija. Paldies, tagad brīvais mikrofons. Septiņi deputāti pieteikušies, eh, lai būtu spraigs debats, es labprāt visiem dot vārdu, bet tas būs iespējams, jo jau esam iekavējuši, ja visi stingri ievēros viens minūtes runāšanu laiku, es jūs, jums atgriezīšu mikrofonu, pēc tam nogriezīšu. Pirmā kolēģi Tomašiča. Paldies par iespēju izteikties. Diskusija par šo vienoto lādētāju rāda, ka mēs varam uzklausīt uz mūsu, mūsu pilsoņus, taču tas aizņem bezgalīgi ilgu laiku. Jau desmit gadus par to runājam, un pilsoņi, protams, var teikt, ka mēs neesam efektīvi, ka mēs esam pakļauti multinacionālajām kompānijām ar to interesēm. Kopējais vienotais lādētājs padarītu ikdienas dzīvi vienkāršāku, arī kompānijām vieglāk dzīvi būtu. 51 tūkstoši tonnas, protams, ir milzu apjoms, un mēs no tā tiktu vaļā. Tas uzlabotu mūsu vidi, Turklāt arī risinājumi būtu lētāki un vienkāršāki. Domāju, ka šī iniciatīva tuvākajā laikā tiks tomēr veikta. Es jau iepriekš teicu, un tagad pieturēšos pie mikrofona nogriešanas nākamais eh, runātājs. Eh, kolēģe, lūdzu. Tā,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 acum câțiva ani am făcut un pas înainte prin acest proiect de standardizare a încărcătoarelor pentru telefoane mobile. Pirms vairākiem gadiem mēs spērām soli uz priekšu, standartizējām lādētājus. Tas nāca par labu patērētājiem. Kopīgā vienotā lādētāja ieviešana protams, būtu nākošais solis, taču ir daudz kas cits arī jādara, lai Eiropieši varētu pēc iespējas straujāk gūt kādu labumu no mūsu regulām. Atgādināšu par zaļo vienošanos. Mums ir jāmaina arī ražošanas sistēmas pārstrādes sistēmas, samazinot oglekļa pēdu. Šie jautājumi var tikt atrisināti, un tam būtu jāatsauc tiecās ne tikai uz Eiropas Savienībā radītiem produktiem. Botaško, paldies! Problēma jau nav tikai par lādētājiem ir dažādas ierīces, kas tiek izmantotas, kas nav savietojams ar citiem ražojumiem. Un tāpēc mums regulāri ir šī problēma, ka tehnoloģija ir novecojusi, izmaksas ir ļoti lielas, to samaksā patērētājs un arī mūsu daba. Runājot par dabu, mums ir konsekventi jārisina šīs problēmas. Ir nepieciešami skaidri noteikumi par šo produktu pārstrādi, lai komponenti varētu tikt aizstāti, tāpat kā programmatūra var tikt atjaunota, vai komisija ir gatava rīkoties. Letas Markes. Paldies, komisār kungs! Es domāju, jūs šeit skaidri dzirdat, ka pastāv konsens. Mūs satrauc šie kavējumi, šī atlikšana. Tas ir tikpat svarīgs jautājums kā viesabonēšana. Mums ir nepieciešami soļi, kas ietekmētu mūsu ikdienas dzīvi digitālā pāreja, vides pāreja. Par to mēs šodien daudz runājam. Mēs tiešām nevaram gaidāt, gaidīt komisijas iniciatīvu, kas kaut kad nāks un kas tiešām labos situāciju. Pieņemsim kādas regulas vai standartus, un pieņemsim to tādā formā, lai būtu nepieciešamā elastība inovācijām. Mēs taču negaidīsim vēl desmit gadus vienotajam lādētājam. Šaidrovā. Cienījamie kolēģi, kā jau mana kolēģi arī teica, es arī gribētu griezties pie komisijas vicepriekšsādātāja, jo Mēs negribam gaidīt vēl desmit un vēl desmit gadus, eh, kamēr tiks runāts par eh, vienoto lādētāju. Eh, tas, kas bija problemātiski 2014. gadā, nu šobrīd tā vairs nav tikai patērētāja problēma, bet ir jādomā par šo um, pilnīgi nevajadzīgu atkritumu daudzumu kas veidojas. Ja mēs e, nopietni uztveram zaļo kursu, tad ļoti skaidri jāpasaka, ka e, tā ir laba, zaļa, vidē draudzīga inovācija. inovācija. Ja ir cilvēki, kas uzskata, ka vienotais lādētājs varētu mazināt inovāciju iespējas, nu tad tas ir nonsens, jo lādētājs jau ir inovācija. Kolēģis Lešeks Millers ir manā sarakstā, bet es viņu neredzu. Nu, tomēr. Paldies! Komisāra kungs, mums ir jāpaātrina darbība, lai mēs nonāktu pie vienotā lādētāja Eiropā. Un tas nav tikai dabas dēļ, vidas dēļ, bet arī tāpēc, ka vienotais lādētājs ļautu mums daudz ietaupīt patērētājiem ietaupīt. Komisijai nevajadzētu padoties kompānijām un to argumentiem, ka šāds vienots lādētājs kavēs inovācijas. Mēs maksājam ļoti augstu cenu par jaunām ierīcēm, un šī iemesla dēļ mēs kompānijām varam teikt, pietiek, atbalstam komisiju. Paldies, tagad atkal vārds komisāram Šefčovičam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi, parlamenta locekļi. Gribu teikt, ka ļoti skaidri dzirdēju jūsu teikto. Praktiski vienots viedoklis izskanēja šai diskusijā šovakar. Un mēs ar komisiju centīsimies panākt straujāku harmonizāciju, ilgspējīgu ierīču veidošanu. Nu, šajā gadījumā progress nav bijis tāds, kādu mēs gaidījām. Gribētu uzsvērt, ka tas nav tāpēc, ka mums bija bail no kādām kompānijām, bet mēs meklējām labāko veidu, kā iet uz priekšu. Gribu jums apliecināt, ka Eiropas komisijai patērētāju ērtums, elektronisko atkritumu samazinājums, drošība, savietojamība būs mūsu pamatprincipi. Tai pašā laikā gribētu pievienoties jūsu aicinājumam rūpniecībai un nozarei Viņiem vajadzētu pātrināt inovācijas, tirgu ieviest jaunus produktus, kas darītu labu mūsu patērētājiem un arī videi. Es domāju, ka mums jāatzīst arī tas, ka brīvprātīgā pieeja šai gadījumā nav nesusi gaidītās cerības. Gan jūsu, gan patērētāji, gan komisijas. Un jūsu viedoklis ir ļoti skaidrs, sākot ar Šana Monsu, un praktiski visi, kas šeit runāja parlamentā, pauda šo viedokli. Atkārtošu aicinājumu nozarei, ka tā var izstrādāt skaidrus priekšlikumus, bet pēc tik daudz gadiem mums acīm redzot jādomā par likumiem. Radioaparātu regula ir viens variants, taču varētu būt arī citi varianti. Parastā likumdošanas procedūra, kurā mēs varētu panākt labu risinājumu. Piekrītu tiem parlamenta locekļiem, kas uzsvēra, ka digitālās suverenitātes jautājuma Eiropā. Katru dienu mēs redzam, cik svarīgs ir šis jautājums. Un man arī jāpapildina sacītais ar mācību, kas būtu jāizmanto tālākā darā domāju, ka pēc šīs dienas diskusijas ir skaidrs, ka jo labāki mums būtu standarti ne tikai lādētājiem, bet arī baterijām, jo labāk tas būtu mūsu patērētājiem, arī mūsu rūpniecības, inovācijām un mūsu vides ilgtspējai un to mēs darīsim. Paldies par skaidro vēstījumu. Mēs komisijā aktīvi strādāsim un ceram, ka saņemsim atbalstu mūsu progresam. Priekšlikumi drīz nāks. Paldies! Paldies komisāram un kolēģiem par šo jautājumu risināšanu. bet laiks iet uz beigām. Līdz ar to šī debata beigusies, balsojums eh, būs kādā no nākajām sesijām. Nākamais darba kārtības jautājums - Eiropas komisijas paziņojums. Atvainojiet, kļūdījos. Tātad paziņojums par eh, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību. Un tiklīdz komisāre būs gatava runāt, viņai arī tiks dots vārds. Welcome. Laipni lūgta. Komisārs kundze Dalī lūdzu, nesteidzieties. Nu, dod jums vārdu. For... Uh, cienījamie deputāti, paldies, uh, ka jautājumu par vīriešu un sieviešu darbu samaksu atšķirības esat iekļāvuši darba kārtībā. Es uh, apzinos, ka jautājums ir ļoti svarīgs Eiropas parlamentam. Tas atspoguļojas jūsu rezolūcijās, kas aicina veikt uh, juridiski rakstura darbības, lai nodrošinātu, ka nepastāv diskriminācijas starp vīriešu un sieviešu darba samaksu. Nu, mēs eh, pilnīgi esam vienisprātis. Eh, diskriminācija darba samaksas jomā ir turpinājusies pārāk ilgi. Vienlīdzīgas samaksas princips ir bijis līgumā jau kopš 1957. gada, bet eh, sievietes joprojām saņem vidēji 16% mazāk kā vīrieši Eiropā. Ir tik tiešām pienācis laiks tālāk rīkoties. Komisijas priekšsēdātāja Fonderlaien ir man uzticējusi uzdevumu izstrādāt jaunu Eiropas dzimumu vienlīdzības stratēģiju, lai risinātu tās problēma jomas, kur sievietes vēl saskaras ar barjerām vienlīdzībai es vienmēr piešķiršu nepieciešamo uzmanību un nākšu klajā ar priekšlikumiem attiecībā uz darba samaksas caurskatāmību. Komisija pārēdz nākt eh, klajā ar jaunu eh, dzimumu līdztiesības stratēģiju, tas notiks marta pirmajā nedēļā. Nolūks nu, ir eh, izstrādāt spēcīgu, ambiciozu, visaptvarošu pieeju ar konkrētiem pasākumiem, lai mazinātu atšķirību darba samaksas ziņā. Vienlīdzīga darba samaksa būs e, šīs stratēģijas e, stūrakmens. Komisija e, rīkosies attiecībā arī uz caurskatāmības nodrošināšanu. Mēs esam izdevuši nesaistošas rekomendācijas dalību valstīm. Tas deva dalību valstīm instrumentus, iespējas īstenot šo vienlīdzīgas samaksas principu. Dažas dalību valsts ir īstenojušas pasākumus, bet daudzas nav tos īstenojušas, jo trūkst uh, caurredzamības. Un tāpēc daudzas sievietes nemaz nezina, ka viņas saņem mazāk. Darbs, ko tipiski veic uh, sievietes, uh, sistemātiski un struktūrāli ir zemāk apmaksāts nekā tie darbi, ko tipiski veic vīrieši, pat tad, ja tas ir vienlīdzīgs vērtības darbs. Tieši tāpēc šī caurskatāmība ir tik svarīga. Es eh, aplūkošu plašu iespēju spektru, nākot klajā ar priekšlikumiem šajā jomā, eh, lai tiktu sniegta darbiniekiem informācija par apmaksas līmeņiem un lai būtu prasību kompānijām uzņēmumiem eh, ziņot par darba apmaksas līmeņiem un atšķirībām. Mēs plānojam izvirzīt šādus taistošus darba apmaksas informācijas prasības, bet tas ir nepieciešams, lai strādājošie saņemtu vairāk informāciju par darba samaksu un jāatzīst, ka daži iespējamie pasākumi radīs papildus administratīvo slogu darba devējiem. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi konsultēties ar darba devējiem, darba ņēmējiem un dalību valstu uh, iestādēm, lai rastu nepieciešamo līdzsvaru šādai Eiropas Savienības līmeņa rīcībai. Neaizmirsīsim, ka uh, algu caurskatāmības palielināšana ir tikai viens no soļiem, lai mazinātu mm, šīs algu atšķirības. Atšķirības mazināšanai nepieciešama visaptvaroša pieeja, jārūpējas eh, par visiem mm, problēmas cēloņiem, jādomā par sieviešu lomu darba tirgu, vairāk eh, jāizmanto, sievietes vairāk izmanto daļlaiku, eh, tāpat jādomā par vertikālo un horizontālo segregāciju darba tirgu, pastāv joprojām sie... uz dzimumiem balstīti stereotipi, sieviešu diskriminācija. Vēl viena lieta - sievietes pārs, sievietēm bieži vien ir nestabila darba vieta. Sievietes bieži vien strādā daļlaiku, tāpat arī nestandarta stundu laiku, un tas ir vēl viens faktors, kas ļoti būtiski palielina šo darba algu atšķirību. Šai sakarībā komisija cieši sadarbosies ar dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka saistoši juridiski akti tiek īstenoti un mēs palīdzēsim dalību valstīm pēc iespējas labāk izmantot visas pārējās juridiskās normas. Te es runāju par rekomendāciju piekļuvēju sociālajai aizsardzībai, tāpat arī direktīvu par daļlaiku, direktīvu par caurskatāmu un paredzamu darba nosacījumu noteikšanu un tāpat arī direktīvu par darba un ģimenes laika līdzsvaro, līdzsvarošanu. Es sadarbošos ar Eiropas parlamentu šī procesa ietvaros un uh, ļoti nepacietīgi gaidu diskusiju un jūsu viedokļus. Komisārin. Paldies, komisāres kundze. ETP grupas vārdā runās kolēģe Fitzgeralda norādu, ka sākot ar šo dienu Chronometrs iet atmuguriski, tā kā, ja redzat sarkanos skaitlīšus, tad laiks beidzies. Paldies, komisārs kundze. Man prieks bija dzirdēt to, ko dzirdēju. Man ir prieks, ka visi esam vienisprāntes, jo tā ir jābūt, ja mēs gribam ķerties pie šī jautājuma. Un ja esam nopietni dzimumu līdztiesības jomā, ja mēs nopietni uztveram uh, šo problēmu, ja mēs nopietni domājam par sociālo pīlāru, nu tad ir eh, ļoti būtiski mazināta darba samaksas atšķirības. Vienlīdzīgumam ir ļoti svarīga loma, un šī ir ļoti būtiska nevienlīdzība, kas ir pastāvējusi pārāk ilgi. Ekonomiska vienlīdzība ir ļoti būtiska, jo bez eh, darba samaksas vienlīdzības uh, tad sociālo līdztiesību nav iespējams garantēt. Jūs uh, aprakstījāt, ka šī darba samaksas atšķirība ir 16% vai vairāk. Un jāatcerās arī pensijas, pensiju atšķirības, kas arī ir ļoti būtisks. Pensiju atšķirības. Uh, Eiropas eh, Savienībā dažkārt sasniedz 35%. Nu, tad padomājiet, ko tas nozīmē katram individam, sievietei, eh, sievietei ar ģimeni. Viņiem vienkārši nav pieejami līdzvērtīgi līdzekļi, tāds pats līdzekļu apjoms. Darba algas un pensiju apjomu atšķirības eh, uzliek ēnu mūsu sabiedrībai. Tas veicina nabadzību, tas veicina uh, nepietiekamas iemaņas, un tas rada milzīgas izmaksas visu mūsu valstu ekonomikām, jo tādā veidā netiek pilnvērtīgi izmantotas sieviešu iemaņas un prasmes, un pastāv būtisks barjeras sieviešu pilnīgai līdzdalībai ekonomikā. Tāpēc jautājums ir, ko mēs darīsim? Mēs redzam, ka vairākas valsts jau ir veikušas darbu ļoti labi, tas, ko jūs teicāt, ka uh, ir daudzas lietas, eh, ko mēs varam veikt. Algu caurskatāmība ir ļoti svarīga. Mēs jau esam redzējuši, cik liela ietekme ir šai caurskatāmībai. Masu informācijas eh, līdzekļos strādājošajiem ir svarīgi īstenot šos pasākumus, lai, lai jautājums tiktu atrisināts. Paldies! Paldies, SMD grupas vārdā kolēģi Rēgnere. Paldies, dargā komisāres kundze, ir um, šī bēdīgā jubileja, eh, kas izgaismo um, milzīgo uh, eh, samaksas atšķirības ar viešiem un sievietēm. Vienādā samaksas diena, te nav ko svinēt, eh, ir liela atšķirība tātad samaksā. Ir šis princips uh, vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu, kas ir uh, ierakstīts Eiropas līgumos jau no paša sākuma. E, taču e, e, vienādas attieksmes direktīva aizliedz ļoti skaidri. Um, nevienlīdzīga samaksa. Un tomēr sievietes vidē Eiropas Sanībā pelna 16% mazāk kā vīrieši stundā, sievietēm ir vidēji 40% mazāka pensija nekā vīriešiem, sievietēm ar bērniem, kas ir mazāk par 7 gadiem, ir visgrūtāk. Daudzreiz ir klasiski diskriminācija, sieviete tiek samaksāta vājāk tikai tādēļ, ka viņa ir sieviete. Uh, Eh, algu kritums, darba samaksas kritums eh, balstās daļai uz stereotipiem, kas ir iesīkstējuši, ka sievietēm jāaudzina bērnu un jāgadā pie mājturību. Tādēļ šie eh, domāšanas veidi ir jāizbeidz. Un es vēršos pie komisijas. Mums ir jādara vairāk nekā līdz šim. Vajadzīgi īsti likumdošanas pasākumi, ir jābūt sankcijām, ja tiek konstatēta diskriminācija, un cietušiem ir jākompensē. Uh, E, zaudējumu. To mēs gaidām no komisijas, lai panāktu šo vienlīdzības ar vīrietiem, vīriešiem un sievietiem darba samaksā. Paldies, kolēģi Bruno. Paldies, e, priekšādātāji komisārs kundze. Jā, es gribu cīnīties par e, vienlīdzību un cīnoties par algām, mēs cīnāmies arī pret sieviešu nabadzību un sociālo izstumtību. Sieviešu un vīriešu algu atšķirība ir nepieņemama sociāli un ekonomiski. Sociāli, jo tas ir pret vienlīdzības principiem nediskriminācijai, ko paredz Eiropas uh, līgums ekonomiskā ziņā, jo tā ir izaugsmas un inovāciju daļa, kas tiek zaudēta. Mēs uh, esam aplēsuši, ka par diviem procentiem mazinot šo algu atšķirību mēs uh, ļausim dalību valstīm uh, e, iegūt vairāk kā 40 miljārdus eiro. Uh, Eh, mums ir jādomā par Eiropas sociālajām tiesībām, kuras esmu apņēmusies īstenot. Ir pienācis laiks īstenot Eiropas plānu eh, trīs virzienos. Pirmām kārtām informācijas caurskatāmība par atalgojumu, tas ir jāuzlabo. Otrais eh, nodokļi, skaidri korektīvi rezultāti. Un trešais organizatoriskais darbs nodrošinot algu caurskatāmību un veicot auditu pasākums mums tad būtu precīzi objektīvi, eh, liela apjoma dati, lai mēs varētu ieskicēt eh, kontūrus šai lielajai diskriminācijai. Un es pozitīvi vērtēju komisiju, ka tā ir apņēmības pilna darboties šeit caurskatāmības virzienā, paredzot eh, īsteno 2017. gada direktīvu par ārpus finanšu pasākumiem. Otrā lieta Dalību valstīm ir jānodrošina sociālais dialogs un ir nepieciešami tādi precīzāki instrumenti un saistoši preventīvi noteikumi. Mēs nedrīkstam uh, Mums ir jārīkojas arī vispārīgā darba tirgus kontekstā, jāstrādā pie stereotipiem, pie uh, piekļuvas izglītībai un tā tālāk. Komisārs kundze, mēs ar nepacietību gaidam jaunu stratēģiju par uh, vienlīdzību un uh, ir jānodrošina princips vienlīdzīgs darbs, vienlīdzīga samaksa. Uh, paldies! Paldies un ļoti sirsnīgi sveicam šos sešus vīriešus, kā nekā, kas runās šajās debatēs pirmais. Uh, būs kolēģis Urta Šūns pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji. Uh, nu, katrā ziņā liels paldies komisijai par jūsu stāstīto solīto. Šodien esam cerību pilni, ka mēs varēsim samazināt šīs darba samaksas atšķirības. Tas skar ļoti daudz sievietes. Jūs te atsaucāties uz 17%, tāpat arī pensiju atšķirības 35% apmērā. Um, manuprāt, divas lietas šajā sakarībā ir ļoti svarīgas. Pirmām kārtām um, mums ir nepieciešama sava specifiska stratēģija. Tāda ir, bet tā, tā šķiet nedarbojas. To nepieciešams aktualizēt, izvirzīt skaidrākus mērķus un otrām kārtām Mēs gaidām jaunu direktīvu par eh, algu informācijas caurskatāmību. Man ļoti patika jūsu teiktais. Audits. Eh, par auditu, par eh, šo informāciju, par algām, par nepieciešamām sankcijām, par to, kā kompensēt no šīs nevienlīdzības cietušajiem. Uh, Jūs noteikti varat bal, um, paļauties uz parlamenta atbalstu. Es domāju, ka mēs varam aplūkot uh, valsts, kurās uh, šī alga atšķirība turpat vai 0%. Katrā ziņā ir svarīgi strādāt kopā ar padomi, lai mēs varētu kaldināt šeit tādas uh, pozitīvas alianses un uh, mums ir jāstrādā pie likumdošanas, un katrā ziņā arī Spānijā ir ļoti proaktīvs un aktīvs ministrs šajā jomā. Paldies, nākamais kolēģis Krā vienu minūtu. ID grupas vārdā. Paldies. Dāmas un kungi, uh, dzim, nevienlīdzīgā samaksa dzimumiem ir viena no modernām leģendām, jo konkrētāk mēs jautājam, jo vairāk eh, tas mūs var satraukt. Ir uh, šī plaisa samaksā, kas īsti nav nemaz statistiski uh, Eh, eh, nu, nopietni aplūkota. Eh, patiesībā mēs redzam, ka tā ir politiski kreiso politika, kas nespēja bērnu audzināšanu un mātes atvaļinājumu ekonomiski pienācīgi atalgot. Mēs redzam tādas valsts kā Ungārija un Polija, E, kuras bijusī premjera drīz uzstāsies, e, ka šajās valstīs izdodas e, samazināt šo um, plaisu samaksā, bet tur, kur sievietes tiek uzskatītas tikai par uh, Eh, tādiem eh, strādājošiem lopiem, kas eh, palielina iekšzemes koproduktu, tur tas neizdodas. Tā kā varbūt drīzāk mums derētu novērtēt sieviešu darbu ģimenē un maisainiecībā nekā neauglīgi šādas strīdēties. Nākamā kolēģi Višņevska. Paldies, priekšsādātāji, komisārs kundze. Jā, tā tiešām ir. Mēs eh, turpinam runāt par eh, algu atšķirībām starp eh, vīriešiem un sievietēm. Te tika piesaukt 16% atšķirība. Man ir paveicies, esmu no Polijas, un Polijā šī darba alga atšķirība ir 7%, un tā ar vien samazinās. Un runājot par bezdarba Uh, sieviešu vidū mums ir izdevies uh, samazināt uh, sieviešu bezdarbu no 18 līdz 5 procentiem, bet joprojām ir daudz darāmā. Ir daudzi iemesli šīm darba algu atšķirībām, bet uzskatu, ka galvenais iemesls ir tāds, ka sievietes ir atbildīgas par um, rūpēm par ģimeni. Mm, viņām ir um, jārūpējas par ģimeni, par uh, bieži vien vecākiem, sievietes bieži vien strādā daļlaiku un uh, mazāk sliktāk apmaksātos uh, sektoros. Tā ka mums vajadzētu padziļinātāk domāt, ko darīt attiecībā uz sievietēm, kuras ir uh, mātes, kas rūpējas par bērniem, par vecākiem, kā kompensēt sievietēm, sievietes par šo ļoti vērtīgo darbu. Plus gribu piebilst, ka mēs piedzīvojam šobrīd nabadzības feminizāciju. Sievietes eh, saņem pensijas, kas ir daudz zemākas par vīriešu pensijām. Gūja grupas vārdā kolēģi Pereira viena minūte. E eh, paldies, priekšsēdētāji! Eh, darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem ir realitāte, un tas tikai pastiprinās aizejot pensijā. Mums ir nepieciešams risināt uh, problēmu tās saknē. Jāgarantē darba samaksas uh, vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem, jāpalielina kolektīvo uh, vienošanos vērtīgums. Ir nepieciešams aizsargāt sievietes, ņemot vairāk, ka viņas izmanto mm, maternitātes pabalsts un laiku ārpus darba. Mums ir nepieciešami pasākumi, lai valstu attiecīgiem dienestiem būtu nepieciešamie iemesli monetāri, tehniski un visādi citādi, lai viņi varētu cīnīties efektīvi pret diskrimināciju un nodrošinātu atbilstību likuma prasībām. Un mums ir eh, jānodrošina sociālā nodrošinātība arī. Un tā ir eh, Eh, vienīgā garantija pensijām un vienlīdzīgai nākotnē. Paldies! Nākamais sarakstā ir kolēģis Radečovskis. Es viņu neredzu, izņemot, ja viņš ir kaut kur citur apsēdies. Ja viņš zālē nav, tad turpināsim. Es biju diezgan dāsnāk attiecībā uz politisko grupu runātājiem, tagad es striktāk raudzīšos uz atvēlētā runāšanas laika ievērošanu. Nākamā kolēģe Esteras Feragut, viena minūte. Sí, gracias, presidenta. Efectivamente, el prim... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tā ir, ka vienlīdzīga eh, samaksa par darbu ir paredzēta līgumos un eh, Eiropas Savienības tiesību aktos. Tas ir arī viens no mūsu sociālajiem mērķiem, un tas ir sociālās likumdošanas pamatā. Eh, komisija arī apgalvoja, ka tā ir prioritāte jaunajai komisijai, un komisāra atkārtoja, ka strādās pie šī uzņēmuma un būs saistoši pasākumi, kas ļaus mums samazināt šo cilvēktiesību pārkāpumu sekas. Un tas ir darba samaksas atšķirību. Jā, tas ietekmē sieviešu dzīvi visos aspektos - mazākas pensiju iemaksas, kas atkal veicina pensiju apjomu atšķirības, daudz dažādi iemesli, stereotipi sieviešu loma darba tirgū, tāpēc, ka sievietes ir mātes, audzina bērnus, bieži vien tās strādā daļlaiku, tā tad eh, bieži vien viņām nāks cīnīties pret šiem eh, tā saucamajiem stikla griestiem. Kā jau komisārs kundze teica, mums ir jānodrošina labāka algu informācijas caurskatāmība, nedrīkstam pieļaut eh, strādājošo segregāciju. Un es domāju, ka no tā iegūs visi, un tā mēs tikai stiprināsim demokrātiju un Eiropas vērtības. Paldies, nākamā kolēģi Junghērijus pusotru minūti. 1987. Paldies, priekšsēdētāji. 87. gadā, kad es pirmo reizi sāku strādāt, man bija liels prieks. Es sāku strādāt kopā ar citiem, citām sievietēm, vīriešiem. Mēs visi darījām vienu to pašu darbu un samaksa bija vienāda. Vismaz tā es domāju. Līdz vienu dienu es atklāju, konstatēju, ka, sievi, ka vīrieši saņēma vairāk nekā es un pārējās sievietes. Nu, tā mēs eh, griezāmies pie jurista, kurš nosūtīja skaistu vēstulīti vadībai, un eh, par laimi mums nenācās eh, nokļūt tiesā, bet. Tas nozīmē, ka, ja mēs rīkojamies, protestējam pret algu atšķirību, tad tas darbojas. Un tā nav tikai kāda pasaciņa vai ilūzija. Katru gadu Nīderlandē Eh, vīrieši nopelna 5000 eiro gadā vairāk nekā sievietes. Mums kaut kas ir jādara šai sakarībā, ir jāsaņem apņēmība no komisijas, jā, pirmajām eh, tās darba dienām strādāt likumdošanas, nodrošinot eh, algu caurskatāmību, lai mēs nebūtu atkal pēc dažiem gadiem šeit un nerunātu atkal. Paldies, kolēģi Maksova, viena minūte. Za slovo Česko má druhý největší průměrný rozdíl mezi. Paldies! Runājot par eh, darba samaksu atšķirību, tā eh, sasniedz mūsu valstī 21%, neskatoties uz to, ka eh, čehu sievietes bieži vien ir augstāko izglītību, viņu alga ir samāk, sam, zamāk. Viņas strādā bieži vien augstos posteņos, amatos. Uh, Tāpat arī citos, eh, citās jomās, bet bieži vien nav pārstāvēts vadošos eh, amatos, un eh, viņas nav tik daudz dažādās uzņēmumu valdēs. Pastāv arī šī nabadzības fem, feminizācijas problēma, jo sievietes, mātes vai vientuļās māmiņas nonāk pilnīgā nabadzībā. Mums ir jāuzlabo situācija. Uh, ir eh, jāstrādā pie vienlīdzīgas darba samaksas, eh, nepieciešama direktīva, jāīsteno arī 2006. gada direktīva un tāpat arī nepieciešama direktīva par eh, darba algu caurskatāmību. Un tas ir jānodrošina, jo vienlīdzība vēl nav garantēta. Paldies! Nākamā kolēģa Pētera Hansen, vienu minūtu. Komisāra kungs, kundze, Paldies par jūsu ievadrunu. Eh, pagājušā gada novembrī mēs gribējām um, izbeigt uh, šo vienlīd, nevienlīdzības vīriešu sieviešu samaksā. Patiesībā sievietes uh, eh, liedai gada strādā bez maksas. Uh, tā tam vajadzēja būt jau no 4. novembra. Bet šim gadam būtu jākļūst par vienlīdzīgas samaksas gadu starp dzimumiem. Uh, nepietiek ar skaistu pareizu virsrakstu, ir jābūt konkrētiem pasākumiem, kas būs efektīvi. Sievietēm ir tiesības e, saņem tikpat lielu samaksu kā vīriešu kolēģiem, kas veic to pašu darbu. Es ceru, ka kolēģi arī vērsīs uzmanību uz direktīvu, e, kas nodrošinās e, privātās dzīves un profesionālā un tātad darba savienojumību Eiropas Savienībā. Uh, drīz, es ceru, mēs redzēsim, ka vīrietis un sievietes saņems vienlīdzīgu samaksu Eiropā. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies, eh, priekšsādātāji. Eh, apvienotās eh, nācijas, ko jau ir definējuši un aprakstījušas kā mm, milzīgu trūkumu, tas turpinās šī zādzība. Uh, Eh, no tās cieši sievietes par 20% mazāks ir viņa algas. Eiropa nedara pietiekami daudz, lai eh, sievietes tiktu pārstāvētas lielos uzņēmumos, to valdēs, vadošajos mm, amatos. Un eh, ar to arī nepietikt, lai atrisinātu problēmu. Ir nepieciešams nodrošināt eh, ne tikai uzņēmumu brīvību, bet ir jāsniedz eh, atbalsts eh, uzņēmumiem, lai mazinātu ekonomiskās un kultūras barjeras, kuras reāli traucē sievietēm piekļūt augstākiem profesionālajiem un atalgotākiem līmeņiem. Ir nepieciešams skaidrs vēstījums sievietēm sievietes, eh, ja tās kļūst par tādu aizsargātu kategoriju, tādā rozā krāsā, nu tad eh, viņas tā kā var sākt graut savu lomu darba tirgū. Pretēji mums ir nepieciešama sieviešu skaidra novērtēšana un atzīšana. Tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem. Paldies! Kolēģi Rafalska, viena minūte. Priekšsēdētāja kundze. Situācija Polijā, runājot par samaksas atšķirībām, ir samērā laba salīdzinot ar citām valstīm. Šī situācija arī uzlabojās no gada gadā. Piemēram, no 2007. līdz 2017. gadam bija lieli uzlabojumi runājot par darba tirgu. No 17. uz 8. vietu reitingā mēs pacēlāmies. 2017. gadā šī atšķirība bija 7%. Eiropas Savienības kopīgais rādītājs ir 16%. Tikai Beļģijā, Luksemburgā bija mazāka atšķirība. Taču tā ir ļoti sarežģīta parādība ko ietekmē dažādi faktori, kas saistās ar vīriešu un sieviešu lomām darba tirgū. Tā izskaitā arī pieredzi, specifiskās proc, profesijas, un, protams, sievietēm ir arī iespēja pašām izvēlēties, ko darīt un kā darīt. Paldies! Paldies, kolēģi Rodrīgēsa Palopa viena minūte. Paldies! Eiropas Savienībā divus mēnešus sievietes strādā par brīvu. Nu, tā ir faktiski tā kā tāda vergu darbas sistēma. Tāpēc, ka sievietes strādā mājās, apkopjot vecākus, bērnus, Mēs redzam to arī institūcijās. Mēs zinām, ko vajadzētu darīt, bet mēs to nedarām. Mums jāuzliek pienākums lielajām kompānijām veikt auditus un maksāt soda naudas, ja netiek ievēroti noteikumi. Sievietēm ir jārūpējas par bērniem, veselības pakalpojumi ir dārgi, Mums ir nepieciešama sabiedriska veselības aizsardzības sistēma, kas ir pilnīgi brīva. Sievietes divas darba dienas būtībā strādā par velti. Daudzas sievietes Eiropas Savienībā ir nabadzīgas, saņem minimālās algas, un mēs joprojām neko nedaram. Paldies! Kolēģi Rondinelli, viena minūte. Paldies. Eh, algu atšķirība ir eh, viena no sociālās eh, nevienlīdzības formām, kas ir ļoti izplatīta, kas neļauj sievietēm piedalīties ekonomiskā un sociālā izaugsmē savās valstīs. Šī diskriminācija ļoti saistās ar stereotipiem un kultūru, kāda valda sociālajos modeļos dažādās valstīs. Komisāra Dālī, jūs runājāt par centieniem, kam piekrītam, bet no piecas zvaigžņu kustības puses prasam, lai jaunais direktīvas projekts nebūtu tikai ar labiem nodomiem, bet lai tur būtu reāli risināti, dar, risinājumi darību valstīm, lai tās reiz pa, līdz galam varētu atrisināt uh, šo jautājumu pašās saknēs dažādos uh, darbības sektoros. Pastāv šī segregācija, kas ir galvenais uh, algas atšķirību iemesls. Ir nepieciešams runāt par harmonizētu sankciju sistēmu, kas sodītu tos, kas pārkāp, kas neievēro šo paritāro sistēmu un kas ļaunprātīgi izmanto sieviešu darbu Uh, ejot pretēji sociālajai kohēzijai un taisnīgumam. Fransen. Paldies, vārds kolēģai Francenē vienu minūti. Paldies, priekšsēdis kundze, <clears throat> komisāras kundze eh, šī nevienlīdzīgā samaksa dzimumiem joprojām ir izaicinājums. 2020. gadā sievietes joprojām saņem mazāk samaksas nekā vīrieši. Nevienlīdzība kļūst aizvien skaidrāk. Kaut kam jānotiek. Par daudz ko jau tika runāts, bet es vēlos izcelt divus aspektus. Sievietes biežāk strādā nepilnu darba laiku, un tieši tādēļ arī saņem mazāk samaksas. Tādējādi nonākot um, tādos eh, sliktos darba apstākļos un mm, tiekot pakļauts nabadzības riskam. Vienlīdzīgi samaks par vienādu, vienlīdzīgu darbu darba tirgu būs tad, ja arī būs eh, iespēja labāk savienot eh, privāto dzīvi, ģimenes dzīvi ar darbu. Otrakārt ir jāpārvar eh, dzimumu stereotipi, sievietēm ir jāvar strādāt arī digitālajā sektorā, un ja <clears throat> šī vienlīdzīgā samaksa tiks panākta, tad būs arī tur vairāk sieviešu nākamā runātāja. Paldies! Paldies komisārai! par ļoti labu ievadu šim jautājumam. Vienāda samaksa par vienādu darbu. Šis princips pastāv jau kopš 57. gada Eiropas likumos. Un tagad joprojām sievietes saņem mazāk par to pašu darbu. Manuprāt, tā ir kauna lieta ka mēs neesam panākuši ko vairāk. Sievietēm taču ir jāpelna tikpat daudz, cik vīriešiem par vienu un to pašu darbu. Tas nozīmē, ka mēs neievērojam līdztiesības un vienlīdzības pamatprincipus. Mēs zinām, kāda ir iemesli, taču politiskā griba būs tā, kas ļaus mums kaut ko mainīt. Ko man teikt manām meitām, ar labu izglītību jūs vienā un tai pašā darbā saņemsiet mazāk un strādāsiet divus mēnešus par velti. Paldies! Paldies! Nākamā kolēģis Solīs Peres, viena minūte. Paldies! Šodien mēs runājam par jautājumu, kuram jau sen bija jārod risinājums - 16% mazāks samaksa aicinām komisiju rīkoties aktīvāk šajā jomā. Mums ir nepieciešama direktīva pārskatīšana, mums ir nepieciešama darbība Eiropas līmenī. Jāsabalansē ģimenes un darba dzīve. Runāsim arī par digitalizāciju. Ir daudz darba vietu zinātnes un tehnoloģijas jomās. Un pārāk maz sieviešu studē šajās profesijās. Tas nozīmē, ka šī atšķirība turpināsies. Mums ir jāicina meitenes mācīties šos priekšmetus vairāk, tā tad ir jādomā tālredzīgi par prioritātēm, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Paldies, Filips Kunga! Katru dienu Eiropas Savienībā sievietes atver savus maciņus un izrādās, ka 20% naudas ir nozakts. Un tā viņas strādā līdz pensijai un saņem vairāk vai mazāk, daudz mazāk. Šeit ir dažādi iemesli, dzimuma orientācija, reliģija un tā tālāk, bet šī atšķirība naudas jomā ir lielāka nekā citās. 70. gadā bija vienādas samaksas likums, taču joprojām parlamentos mums ir jāatkārto, ka problēma nav atrisināta. Katrs, kas izņem naudu no, ba, eh, no maciņa, zogot to, mēs izsaucam policiju, bet mums ir tiešām skaļi jākliedz. Šajā procesā ir jāiejaucas. Negaidīsim vēl 50 gadus. Lielas paldies, saka priekšādātāja. Tālāk nākamā runātāja kolēģi Bruna. Paldies, priekšādātāja. Sieviete pild tos pašus pienākums, ir ar tieši tādām pašām spējām un prasmēm, bet algu viņa neseņem vienlīdzīgu. Un tā, tam tomēr būtu, tai būtu jābūt līdzīgai, jo šādi principi mums būtu jābalsta nākotnē. Un tāpēc ļoti labi, ka mēs šeit parlamentā runājam par tādu lietu, kā algu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, respektīvi nevienlīdzīgu atalgojumu sievietēm un vīrietēm, ko nevar izskaidrot ar pieredzes trūkumu, karjeras atšķirībām vai ko tam līdzīgu. Uh, Protams, ka lielā mērā tas nerad saistīts ar, arī ar sieviešu izvēlu un prioritātēm. Bet jādomā par to, lai sievietēm piedāvātu tos pašus eh, posteņus un amatus, eh, kas tiek piedāvāt arī vīriešiem. Tomēr jāsaka, ka viens otrs, viena otra no koncepcijiem, kas šeit tiek šobrīd aizstāvēta, ir ar visai mm, merkantīlu pieeju. Nu, piemēram, Piemēram, tas, ka sievietēm eh, vajadzētu turpināt savas karjeras un darbu vēlāk, ne, viņām ir tiesības būt arī eh, atmak, eh, saņemt atbilstīgu atalgojumu attiecīgajā vecumā. Paldies priekšādātā nākamā runātāja Stegrudas kundze. Lielas paldies, paldies priekšādātāji, ka devāt man vārdu. Algu atšķirība kopumā ir 16% starp vīriešiem un sievietēm, un šī Šis skaitlis, protams, ir saistīts ar dzimumu diskrimināciju. Zviedrija, jāsaka, ir viena no vienlīdzīgākajām valstīm Eiropas Savienībā. Un, ta, un ir vairākas oficiālas struktūras, kas tāpat laikā parāda, ka algu atšķirības lielākoties nav saistīts viss ar dzimumu, bet gan ar uh, nodarbošanos, profesiju, darbā pavadītajām stundām. Galu galā mums ir jābūt brīvai un vienlīdzīgai sabiedrībai Bet mēs nevaram nodrošināt šādu vienlīdzību ar totalitāriskām metodēm. Mums ir jāpiedāvā vienlīdzīgas iespējas, pilnīgi noteikti jāpie, nu, nu, jānosaka arī vienlīdzīgi pienākumi, un tad cilvēki var paši izdarīt izvēli. Protams, ka es nosodu šo atšķirību algās, kas ir diskriminācijas rezultāts, bet diskusijām šai gadījumā jābūt balstītām uz faktiem, mums jāatsakās no ideoloģiskiem eh, risinājumiem. Lielas paldies! Nākamais runātājs Nikolau Alavanus uz vienu minūtu lūdzu. Η λεγόμενη πολιτική της συμφιλίωσης οικογενειακής... Paldies! Tā sauktā politika darbam privātās dzīves salāgošanai un vien, vienlīdzīgās iespējas, es teiktu, tikai pēdiņās ir vienlīdzīgas. Te runājam par elastību darba vietās un attiecībā uz darba laiku. 31,5% sieviešu strādā daļlaiku. laiku Elastīgas darba attiecības gal galā ir viens no faktoriem, kas eh, ir saistīts ar to faktu, ka sieviešu alga līdz ar to ir 17,5% zemāka nekā vīriešiem. Eiropas Savienībā vidējā algu atšķirība, atalgojuma atšķirība ir gandrīz 40% pašreizējās sieviešu tiesības nevarēs tikt īstenots, ja mēs centīsimies kaut kādā veidā samazināt algas kopumā, it īpaši šajā laikā, kad tik svarīgi ir konkurētspēja. Tā rezultātā mēs nonāksim pie tā, ka būs arvien mazāks maternitātes atvaļinājums, mazāk tiesības sievietēm un sievietes um, varēs strādāt tikai daļu laiku. Es izturos šobrīd ļoti agresīvi un mums jāpārliecinās, ka mēs uh, iedvešam jaunu elpu strādājošās šķiras cīņās un jāpiedāvā sievietēm krietni ilgāks maternitātes atvaļinājums. Paldies, nākamā runātāja Hibners kundze uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji komisāra kungs, komisārs kundze, godātie kolēģi. Eiropai ir jāspēcina savu vienotību un jā, jāraugās tālāk apvārsnī, un tieši šī iemesla dēļ jāsaprot, ka algu atšķirības ir ne tik vien netaisnīgi pret sievietēm, bet arī anahronistiski pēc sava rakstura. Gal galā tās spožākā, spožākās pr, eh, sievietes, spožākie prāti saņem mazāk nekā saņemtu vīriešu viņu vietā. Tas nav pareizi. Darba tirgus jāpadara piemērots 21. gadsimtam, un mums jāatsakās no šiem ne, nelāgi slavenajiem 16% algu atšķirībā. Turklāt sievietes šobrīd ir krietni labāk izglītotas, bet tas nenozīmē, ka nākotnē darba tirgus būs automātiski sievietēm draudzīgāks. Meitenes un sievietes netiek mudinātas eh, mācīties jaunas prasmes, tehnoloģijas un tam līdzīgi, un ja tas tā turpināsies, alga atšķirības pieaugs. Šie dzimumu stereotipi ļoti lielā mērā ietekmē situāciju. Tāpēc esmu pārliecināta, ka šim parlamentam Ir jādara viss iespējamais, lai mudinātu komisiju uz rīcību tā, lai šī valgu atšķirība kā parādība izzustu. Lies paldies! Nākamais runātājs kolēģis, gva, kolēģi Gvalmīnī, godātā komisāra, lai mēs atteiktos no šīs algu atšķirības, tas uh, ir jāspēr eh, šā attiecīgi soļi. Tas būtu simboliski, tas būtu tāds demokrātisks solis. Gal galā runājam ne tikai par atšķirībām atalgojumā, bet sievietes cieši arī no tā, ka reizēm viņas netiek. Uh, uh paaugstinātas amatos, viņi sastopas ar tādiem kā stikla griestiem, un tā vietā viņām nāks uzdar, uzņemties pienākumus ģimenēm, viņas ir vienīgi aprūpētāji ģimenēs, sievietes kļūst par upuri dažāda veida ar dzimumu saistītiem aizspriedumiem, netiek uzskatīts pietiekami piemērotām konkrētām profesijām vai amatiem. Esam konstatējuši, ka trī, vairāk kā 30% turklāt sieviešu dzīvē sastopas arī ar vardarbību, to starp darba vietā. Tāpēc šī ir reāla cīņa, īsta cīņa par pārmaiņām mums ir jācīnās, lai mēs nonāktu nonāktu pie tās dienas, kad sievietes beidzot būs pilnībā vienlīdzīgas, līdztiesīgas ar vīriešiem, kad viņas apzināsies savu vērtību, savu potenciālu, un šajā dienā sievietēm vairs nebūs jāizvēlas. Uh, starp eh, bērnu un darbu. Tāpēc lūdzu izbeigsim šo algu atšķirību, pieliksim tai punktu un darīsim to ar aktīviem soļiem turpmākajos trijos mēnešos. Apsoliet mums, komisārs kundze, ka to darīsiet. Mē, jūs nesat viena pati, mēs esam ar jums plecu pie pleca, mēs nekad nepadosimies. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Priekšādātājs ir nomainījies. Tālāk došu vārdu Samirai Rafaelai uz vienu minūtu, lūdzu. Komisārs Kundze, finanšu vienlīdzības nodrošināšana starp sievietēm un vīriešiem ir obligāta. Finansiāla neatkarība ļauj cilvēkam būt brīvam, Pārāk daudz sievietes šobrīd sastopas ar šādu brīvību trūkumu tieši arī algu atšķirības dēļ. Šobrīd šis skaitlis ir 16% Eiropas Savienībā, un jāsaka, šis skaitlis pēdējos desmit gados nav rucis nemaz. Pašreizējā situācijā mēs riskējam ar to, ka notiks pat regress, un līdz ar to tas kaitēs sievietēm arī turpmāk. Tas turklāt izmaksās Eiropas Savienībai vairāk par 200 miljārdiem eiro turpmākajos desmit gados. Par to liecina Eiropas parlamenta pasūtītais pētījums. Ja vēlamies nopietni izturēties pret mūsu eiropeiskajām kopīgām vērtībām, tad komisijai ir jāpadara šāda veida brīvību un neatkarību sievietēm par prioritāti vienlīdzīga vienlīdz samaksa par aktīvu līdzdarbību iekļaujošā darba tirgu. Un mums ir jāpāriet no tā, ka mēs ne tik vien uzmanamies no šīs plēsas, bet izprotam to un beigu beigās arī pārvaram. Un tāpēc lieliem biržās kotātajiem uzņēmumiem un valdībām ir ļoti pārskatām jāizturas uz to, kā tiek maksāts saviem darbiniekiem un darbiniecēm. Un mums jāzina, ka, jāuzzina, kas gal galā izraist šo algu atšķirību. Paldies, paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu kolēģei Beātei Zilblo. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Um, Jāsaka, ka šis ir viens no svarīgākajiem tematiem, par ko šodien runājam, un es domāju, ka tam vajadzētu būt Eiropas Savienības pamatos. Tas ir cienīt un respektēt vienādas tiesības ikvienam, neatkarīgi no tā, kur šis cilvēks eh, dzīvo eh, vai strādā tajā pašā Eiropas Savienībā. Polijā mums ir izdevies efektīvi īstenot risinājumu risinājumus, tiesko risinājumus, eh, kas eh, mazina nabadzību, bet tajā pat laikā tas ļāvis ir arī risināt problēmas, kas ir saistītas ar um, atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Sievietes grib īstenot sevi ne tikai profesionāli, bet arī um, ģimenes dzīvē, kā mātes audzinot bērnus, un tādēļ mēs, piemēram, mātēm esam paredzējuši īpašas pensionēšanās schēmas. No otras puses gribētu teikt, ka ir simptomātiski ša šajās debatēs galvenokārt izsakās tikai sievietes, un es domāju, ka mums arī efektīvi izdosies šeit šo šo problēmu atrisināt. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs tālāk. Došu vārdu kolēģiem Rieda Grasja Karvaļo lūdzu. Priekšādātāji, godātais komisāri, godātā komisārs kundze. priecājos, ka komisija mums likusies, likus priekšā savās pirmajās simta darba dienās šāda veida priekšlikums par pasākiem, kas ļautu samazināt algu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem un nodrošinātu vienlīdzīgu arī diedzīdzību arī darga, darba atalgojuma ziņā. Tas, protams, izriet no līguma, tā tur noteikts, bet tāpat laikā dzīvē piedzīvojam pavisam ko citu. Pastāv milzīgas atšķirības dalībvalstīs, pastāv diskriminācijas starp sievietēm un vīriešiem un redzam, ka atsevišķos sektoros, kas, piemēram, ļoti svarīgi ekonomikas izaugsmai, faktiski nav tikpat kā nekāda loma sievietēm. Nu, piemēram, runājam par zinātni, par informātiku, par digitālo pasauli. Ja neko nedarīsim, tad riskējam ar to, ka arvien vairāk samazināsies sieviešu piekļuve tāda veida darba vietām un amatiem, kas ir labi apmaksāti. Tāpēc priecājos, ka komisija nāks klajā ar konkrētiem ierobežošiem pasākumiem, kas risinātu šo problēmu, un gribu jums vēlēt drosmi, lai jums izdodas beidzot atbloķēt šo direktīvas apspriešanu, kas ir šobrīd iestrēgusi, tā lai mēs varētu nodrošināt eh, cīņas turpinājumu. Paldies! Tālāk došu vārdu kolēģei Džekijai Džonsai. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšādētāji, paldies komisārs kundze! Kad biju maza 70. gados, toreiz piedzīvojām vasaru vilni ar dzimumu līdztiesību tiesību aktiem. Ne, bezprecedenta apmēros pirms 40 gadiem ANO nāca klajā ar konvenciju par visa veida diskriminācijas izskaušanu. Pirms 50 gadiem arī Lielbritānijā tika pieņems likums par algu vienlīdzību un Eiropas Savienība eh, galu galā ir arī pieņēmusi ļoti daudz un dažādas direktīvas šai jomā. Tas viss aizsākās jau sen un tomēr nekas nav atrisinājies. Nevienā valstī pasaulē nav nav vienlīdzīga atalgojuma vīriešiem un sievietēm par vienlīdzīgu darbu. Tā tiešām ir diskriminācija. Nav arī Eiropas Savienībā nevienas šādas valsts. Nu, šī atšķirība, šī plaisa starp algām ir jāizlīdzina. Es pamazām novecoju, un turklāt mēs Eiropas Savienību atstāsim. Tomēr ceru, ka vēl manā dzīves laikā piedzīvosim būtisku uzlabojumu un sieviešu virzīšanos uz priekšu, tā lai visi šie principi patiešām tiktu ievērot un tiktu pārskatīta šī algu atšķirību novēršanas direktīva, tā lai mums ir kopēja stratēģija dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Savienībai. Un es gribētu uz sekundi šeit pievērst acis Lielbritānijai atstājot Eiropas Savienību Atstājot Eiropas Savienību, es gribētu šeit mest uh, cimdu sejā Džonsona valdībai. Pieņemiet beidzot tiesību aktus, kas nodrošinātu algu vienlīdzību arī mūsu valstī. Beidzot izbeigsim šīs atšķirības algās, pensijās un atdosim sievietēm viņu nopelnīto. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Bilbao Barantikas kundzei. Uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji komisārs kundze. Romas līgumā jau bija runa un sākās cīņa par atalgojuma atšķirībām, lai atrisinātu vienu no kara radītajām plaust, plaisām. Sievietes iesaistījās darbā, lai aizstātu frentē miršos vīriešus, un viņas saņēma mazāk, un tas radīja problēmas tirgu. Šobrīd ir zināšana ekonomika, un vienlīdz, nevienlīdzība ir arī taisnīguma jautājums, bet arī konkurētspējas jautājums, bet mums ir jāpiesaista, jāstimulē un jānotur talants, kas mums nepieciešams nepieciešams. Tāpat te ir runa par stereotipiem, noteiktām lomām, nevienlīdzību, un eh, beig beigās tas eh, mūs visus eh, padara par nabadzīgākiem. Ursula Fonderlajena ir pārvarējusi stikla griestus. Viņa pirmā sieviete, kas vada Eiropas komisijas, ceru, ka tādējādi mandāta beigās būs iespējams teikt, ka Eiropas Savienībā nav atalgojuma atšķirības. Tas būtu taisnīgi un arī liela priekšrocība konkurētspējā pasaules tirgū. Paldies! Muito obrigado par. Liels paldies, saka priekšādātājs, tālāk uz vienu minūti. Došu vārdu kolēģei And Anģelikai Možģanovskai, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja, komisārs Gonza. Priekšsēdētāja, šodien ir svarīga diena, jo uh, mēs runājām uh, par uh, šo dzimumu noteikto atšķirību atlīdzībā. Un eh, šeit izskanēja dažādi argumenti, bet mēs redzam, ka eh, svarīgi ir atbalsta instrumenti, eh, sistēma, kas tiek piedāvāta, bet ir svarīgi arī sadarboties ar darba devējiem. Es strādāju attīstības un investīciju ministrijā, es biju ministre, un mēs runājām par to, kā piedāvāt tiesisko risinājumu lai darba devēji eh, varētu mm, arī pied, piedalīties eh, šai, šī jautājuma risināšanā. Tik izveidot arī aplikācija, piemēram, pēc kurā varēja eh, redzēt, kāda ir samaksa par vienu un to pašu darbu dažādās firmās un vīriešiem un sievietēm. Bet es domāju, ka mums nevajadzētu sasteigt šo jautājumu, jo, kā jau mm, šeit mm, tika pieminēts, šī starpība pēdējo septiņu gadu laikā ir samazinājusies tikai par vienu procentu. Paldies! Lielas paldies! Tālāk došu vārdu kolēģei Mihēlē Šoidrovai. Vienu minūtu lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji, dāmas un kungi! diskriminācija pilnīgi noteikti parādas šajā atšķirībā algās. Tas ir aizliegts, tas ir pilnīgi nelegāli. Gal galā jānodrošina vienlīdzīgs atalgojums par vienlīdzīgi paveiktu darbu, bet tāpat laikā piedzīvojam, ka šis, šī atšķirība joprojām ir 4, 16% un atsevišķās valstīs, piemēram, Čehijā, tas ir pat 22%. T tas tiek skaidrots pārsvarā ar to, ka sieviete uzņems eh, aprūpētājs pienākumus un kļūst par mātēm. Un galu galā taču nedrīkst būt tā, ka mātes pienākumu un pienākumu ģimenes ietvaros noved sievietes pie uh, izmisuma un nabadzības. Nē, mums jāpārdomā šī cilvēku loma, vecāku loma šai gadījumā. Balstī ir jāuzņems atbildība, uh, Eiropas Savienība jāuzņems atbildība. Jauniem vecākiem ir vajadzīgas jaunas uh, sākuma iespējas tajā brīdī, kad tās, piemēram, um, kad tām ģimenē par, ir bērni un jāņem vecāku atvaļinājums. Jāpārliecināt, ka šī direktīva patiešām tiek atbilstīgi īstenota. Tikai tā mēs ļausim īstenot šo jauno pieeju. Es atbalstu atbalstu arī šo aicinājumu nodrošināt atbilstošāku informāciju par šāda veida situācijām, un sievietēm beidzot jāiestājas par savām tiesībām. Mātes pienākumi ir jāciena un jāvērtē augstu, bet tas nedrīkst būt par iemeslu diskriminācijai. Lielas paldies! Tālāk vienu minūti došu vārdu Markam Anģelam. Paldies, priekšsādātāji. Atšķirības, dzimums stereotipi, segregācija darba tirgu tik daudz nevienlīdzības, ko sievietes izjūt ikdienas. Un tas ir pāri paudzēm un skar gan jaunas meitenes, gan sievietes darba tirgu un arī tāpat pensionāras. Uh, Tas veicina sieviešu un bērnu nabadzību. 16,5% atalgojuma atšķirības un 36% globālo ienākumu atšķirības gada griezumā. Eh, kāda pretruna tas ir ar līgumu un kāda pretruna ar sociālajiem principiem? Mūsu politiķu atbildība ir reaģēt šajā smagajā situācijā. Nevienlīdzības uh, ir sabiedrības struktūras rezultāts, kas balstītas e, patriarchāta relikātā un ir pārāk konservatīvs. Ir jābūt saistošiem pasākumiem, jāpieņem direktīva, kas garantē caurredzamību. Es kā sociālistu atbalstīšu pastiprinu sociālajie partneri kolektīvās pārunas cīņā pret sociālo nevienlīdzību un visbeidzot arī e, jākonkretizē sociālo tiesību pīlārs, nosakot Eiropas minimālo atalgojumu. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšādētājs tālāk. Došu vārdu mūsu kolēģei Dacei Melbārdei, lūdzu. Thank you, Chair, and good evening, Commissioner, colleagues. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Kons, kolēģi. Ir um, nožēlojami, ka ne tikai sievietes Eiropas Savienībā pelna gandrīz uh, um, par piekdaļu mazāk nekā vīrieši, bet arī tas, ka šī atšķirība atalgojumā ir samazinājusies tikai par vienu procentu. Un, lai arī sievietes ir vairāk izglītotas nekā vīrieši, tieši uzņēmumu vadošajos amatos pārs, eh, pārsvarā ir tieši vīrieši. Un, ja mēs runājam uh, par uh, sievietēm, uh, piemēram, eksaktajās zinātnēs, uh, tad Eiropas, uh, sav, s, Eiropas sabiedrībā sieviešu īpatsvars šajā specialitātēs ir mazāks nekā, piemēram, Tunisijā vai apvienotajos Arābu Emirātos. Un, mums ir jādomā arī par to, lai nodrošinātu uh, darba un uh, privātās dzīves līdzsvaru, palīdzot uh, sievietēm, tā, nu, veicinot to, ka viņas izvēlas uh, darbu, kur nepieciešams, piemēram, strādāt ilgas stundas. Mums ir jāsaprot, uh, ka šis jautājums ir komplicēts, un to mums izdosies atrisināt uh, tikai ar visaptverošu pieeju šīm jautājumam. Paldies! Paldies! Tagad Sunčana Glavaka viena minūte. Lielas paldies! Priekšsēdētāji, komisārs kundze, vai jūs zinat, ka e, kopš 2011. gada 4. novembra sievietes e, strādā bez maksas līdz pat gada beigām? 4. novembris tieši ir e, šis vienlīdzības datums un simbols. Uh, tam, kādas ir atšķirības atalgojumā. Mēs dzirdējām, ka ir 16% atšķirība vīriešu un sieviešu atalgojumā, citur ir 13%, bet sievietes katru gadu praktiski strādā bez atalgojuma divus mēnešus vairumā. Eh, dalību valstu sievietēm ir labāka izglītība nekā vīriešiem. Turklāt viņi saskarās arī ar atšķirībām uh, pensijas lielumā, jo ir arī sociālā izslēgšana, kas saistīta ar nabadzību un arī finansiālā atkarība no savu partneru. Tika pieminēta stikla griesti. Sievietes neieņem augstus amatus, kur tiek pieņemti lēmumi, mm, vai tādus varas amatus. Noslēgumā vēlētos mm, pievienot eh, vēl vienu piezīmi. Mm, Startautiskais McKinsey institūts aprēķināja, ka IKP pasaulē līdz 2025. gadam varētu pieaugt no 1,2 tūkstots par 1200 miljardiem eiro gadā, ja sievietēm būtu vienlīdzīgas iespējas. Un eh, tomēr arī uzstāšanos runu uh, Vidū bija tikai pieci vīrieši no 32 divām runām. Tas ir maz, bet arī kaut kas. Biedrona kungs. Priekšsēdētāja kungs, komisārs Konza, kolēģi. Uh, atlīdzības uh, šis jautājums uh, tiek risināts jau 63 gadus, un uh, sievietēm mm, bija jāgaida 63 gadi, kamēr sāk darboties uh, regulējums, bet reāli dzīvē tas joprojām nav efektīvi. Atbilstoši pētījumiem, at atlīdzība eh, vīriešiem un sievietēm ir nevienlīdzīga jau 270 gadus. Un tādēļ Komisārs Kundze, es gribētu no šīs savas vietas deklarēt, ka te ir pietiekami daudz vīriešu šajā parlamentā, kuri e, kopā ar šeit esošajām sievietēm ir gatavi cīnīties pret šiem stikla griestiem, pret uh, to, ka darbs netiek vienlīdzīgi atlīdzināts. Un es gribu solīt arī savu atbalstu šajā jautājumā. Paldies! as nossas uh, intervenções por inscrição. Paldies! Noslēdzām runātāju sarakstu. Tagad brīvais mikrofons nevarēsim dot vārdu visiem, kas ir pieteikušies. Mēģināšu taisnīgi sadalīt eh, runas laiku starp politiskajām grupām, ņemot vērā arī eh, tos, kuri jau šodien varēja uzstāties. Perkunenas kundzei pirmajai vārds viena minūte. Arvoisa puhemies, naisilla on. Priekšsēdētāji kungs, Eiropā sievietēm ir labāka izglītība kā vīriešiem. Tajā pašā laikā viņas saņem par 16% mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Kāpēc tām? Sievietes strādā vairāk daļēja laika darbu, arī eh, dodas dekrēta atvaļinājumā, un vairumā tieši sievietes ņem vecāku atvaļinājumus. Tāpat viņa darba līgumi ir ar īsāku termiņu saņem mazāku algu nekā vīrieši. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija cīnītos ar šo problēmu un piedāvātu likumdošanas aktu, lai būtu lielāka cauradzamība šajā jomā. Un arī vecāku atvaļinājums būtu vienlīdzīgāk sadalāms starp vīriešiem un sievietēm. Pirmā direktīva, lai tas īstenotos dzīvē, jau ir tikus pieņemta, bet uh, Ar to nepietiek, jo sieviešu atalgojums joprojām ir mazāks. Tāpat arī tas izpaužās pensijās. Tas nav pieņemams. Muito obrigado. Lielas paldies. Margarita Markes, viena minūte. Muito obrigada, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākumā pateikties komisāras kundzei. Paldies par jūsu runu. Un, jo īpaši man interesē iniciatīvas, kuras komisija plāno īstenot. Mēs paļaujamies uz jums, jo nav pietiekami ar to, ka ir vienlīdzības komisāri. Uh, Tāpat eh, komisārai ir jābūt pilnvaram komisijas sastāvām. Un tāpat ir jābūt iespējai ietekmēt arī citus kolēģijas locekļus. Mēs sagaidām globālu stratēģiju, jo īpaši ceram, ka globālā stratēģija aptvers eh, dažādas dimensijas, mm, visas iespējamās eh, dimensijas īstenībā. Nu, vēlētos atgādināt arī, ka ir 16% atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Šī plaisa, šī atšķirība ļoti būtiski ietekmē sieviešu nākotni, jo tas atsaucas arī uz pensijām. Priekšsēdētājs liels paldies! Tagad došu vārdu Vladimirijus Votlov. Viena minūte. vienlīdzīga samaksa par vienādu darbu. Eh, tas ir tas, par ko domājam, bet eh, šobrīd ir runa par ko vairāk. Statistika rāda, ka sievietes vairāk tiek virzītas uz tām jomām, kur ir mazāka samaksa. Ir jāmudina sievietes strādāt, veidot karjeru, bet vai mēs darām pietiekami, lai tām būtu vienlīdzīgas izvēles iespējas? Uh, Sievietes tiek mācītas eh, skolās, kur viņām tiek sasīts, ka eh, zēni vairāk interesējas par zinātni, bet sievietes vairāk par aprūpi. Un te izglītībā pietrūkst vienlīdzības, jo projām skolās mā, meitenēm tiek mācīts, ka tās ir e, trauslas puķis, bet zēni ir varoņi. E, un te mm, dzimumu Mm, eh, lomas stereotipi ietekmē abus dzimumus. Mums kas ir jādara, lai mazinātu eh, nevienlīdzīgu izglītību, kas ietekmē karjeras izvēli. Nav eh, gāna to tikai izziņot, jābūt reāliem pasākumiem un projektiem. Paldies! Lielas paldies! Došu vārdu Līnai Galves Muņos. Viena minūte. Paldies, priekšsādātāji! Atalgojuma atšķirība nav eh, nedz sena, nedz moderna leģenda, kā pirms brīža izskanēja. Tā ir smaga problēma. Ne tikai sociālā taisnīguma problēma, bet arī ekonomikas problēma, jo sievietes eh, ir 60% eh, no universitāšu absolventēm. Uh, atalgojuma atšķirības samazinās, bet eh, tas notiek pietiekami mm, lēni, īpaši pēdējos desmit gados. Un ceru, komisārs Kunz, ka šī direktīva iniciatīva par trans mm, cauradzamību būs liederīga, bet ar to nebūs pietiekami, jo īpaši brīdī, kad notiek digitālā revolūcija, jo šobrīd eh, vispieprasītākie amati un vislabāk atalgotie amati ir tieši STEM ietvaros, tur, kur ir tehnoloģijas. Un tāpat arī mm, vienlīdzības Eiropas institūtā parādās tas, ka mm, sieviešu klātbūtne mm, šajos augst apmaksātajos amatos samazinās. Mums ir jāpieņem konkrēti pasākumi šajā ziņā. Ir ļoti plaši tas jārisina. Tāpēc mans jautājums būs šāds. Kādi pasākumi tiks pieņemti, lai samazinātu šīs atšķirības? Lielas paldies! Katrīna Konetja. Tagad runās viena minūte. Ženai kolēģiņie, kolegovē, vēženā paņī komisārska. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Atšķirības atalgojumām ir viena no lielākajām problēmām, ar kurām saskaramies Eiropas Savienībām. Un Tā izpaužās dalību valstīs, uzņēmumos, kas strādās dalību valstīs un eh, STEM. Atšķirības mm, starp eh, atalgojumiem dalību valstīs var būt ļoti lielas un ir ārkārtīgi mm, grūti mm, būt eh, vientuļam vecākam vai arī vientuļam pensionāram, un tas var ietekmēt dzīves uh, darba dzīvi un arī mm, pēc tam laiku pēc pensionēšanās mm, vecuma sasniegšanas un ir mm, pilnīgi nekāds pamatojums, lai ko tādu pieļautu. Ja Eiropas Savienība vēlas aizstāvēt vienlīdzību, ir jāaizstāv arī vienlīdzīga atalgojuma saņemšana. Es vienmēr esmu aizstāvus vēju šādu principu. Uh, Pēdējā uzstāšanās šovakar šajā tēmā eh, viena minūte Izabelai Konišna. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze. 21. gadsimtā mēs eh, runājam par eh, atalgojuma atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm. Iemesls saistās ar neatbilstošu sabiedrības darbību Nu, vai arī priekšstatiem par mājas darbu sadalījumu, mājas darbiem. Tieši sievietes eh, visvairāk veic neatalgotu darbu. Tas tad arī ietekmē viņu karjeras izvēles. Bet eh, te mēs vairāk domājam arī par ētiskiem apsvērumiem, ka nav sociālās apziņas par eh, problēmas smagumu. Ir tāda ehm, kopīga acu pievēršana šajā jautājumā. Jo prioritāšu sarakstā vienmēr būs kāds cits uh, jautājums, ne algu atšķirība. Tāpēc arī mm, ir tā, ka 60% iedzīvotājiem ir augstākā mm, izglītība, bet sievietes uh, jūtas atstumtas šajā ziņā. Tāpat 30% lauksaimniecībās sieviešu strādā uh, nereti viņas strādā slikti atalgotus darbus. Atšķirības tiešām ir ļoti nepatīkams. Tamdēļ ir arī jācīnās pret mm, dzimumu stereotipiem mm, izglītībā, skolās, mm, kur augstākam mērķim ir jācīnās, būtu cīnīties pret šādu veidu struktūrālo vārdarbību. Lielas paldies, saka priekšsādātājs, tādējādi būsim noslēguši uh, brīvā mikrofona procedūru. Tagad došu vārdu komisārai Dalīkundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu mm, pateicīga par šo deksmi un atbalstu, ko Eiropas parlaments izrāda uh, šai lietai, šim jautājumam. Un liels paldies arī par ļoti uh, vērtīgo pienesumu šovakar. Eh, mūsu komisija strādā balstoties uz faktiem. Un fakts ir tāds, ka sievietes saņem mazāku samaksu nekā vīrieši. Un gribu piebilst, ka fakts ir arī tas, ka komisija rīkosies šajā sakarā. Noslēgumā gribētu atgādināt, ka papildus mm, pasākumiem, eh, kas eh, pārēdz eh, atklāt un publiski nodrošināt publisku pieeju informācijai par samaksu un to, ka šai atlīdzībai ir jābūt vienlīdzīgai. Jāsaka, sievietes nesaņem pilnu atlīdzību par to, ko viņas dara. Uh, Un šī jaunā stratēģija par dzimumu vienlīdzību, kas eh, risinās arī citus saistītos jautājumus, kas eh, arī Eh, tika uzsvērti eh, komisijas priekšsēdētājas politiskajās vadlīnijās. Mēs cīnīsimies arī pret eh, vardarbību, kas vērsts pret sievietēm, ieskaitot arī vardarbību internetā, un mēs zinām, ka šeit ir zinām korelācija starp fina sieviešu finansiālo atkarību un vardarbību pret viņām. Un Kad runājām par samaksu, tad no tā tālāk izriet daudz citi jautājumi. Un ja netiks risināts e, šis galvenais cēlonis, tad nevarēsim atrisināt arī citus jautājumus. Tāpat arī mēs e, strādāsim pie tā, lai tiktu nodrošināts līdzsvers starp privāto un darba dzīvi, gan sievietēm, gan vīriešiem, gan arī, lai tiktu nodrošināta vienlīdzība uzņēmumu vadošajos orgānos. Uh, kā arī raudzīsimies, lai, piemēram, risinot tādus jautājumus kā klimata pārmaiņas un digitalizācija, tik nodrošināta uh, dzīmumu vienlīdzīga pārstāvniecība. Tāpat mēs arī veicināsim to, uh, lai tiktu nodrošināta iespēja uh, izmantot elastīgu darba laiku, un tīpaši vīriešiem. Un daudz citu jautājumu, kas varētu ļaut mazināt eh, šo eh, samaksas eh, nevienlīdzību. Tā kā te mēs runājam par sieviešu iespējām pilnā apmērā izmantot savu put, potenciālu, vienlaicīgi nodrošinot arī ekonomikas potenciālu pilnīgu izmantošanu. Un lai nebūtu tā, ka sievietes tiek novirzītas uz uh, profesijām vai uz amatiem, uh, kas tiek uh, atlīdzināti um, ar zemāku atalgojumu nekā vīriešiem, piemēram. Es strādāšu ar dalību valstīm, lai tiktu tālāk virzīta uz priekšu direktīva par sievietēm uzņēmumu valdēs. Un es uzskatu, ka kopā ar parlamentu mums izdosies pieņemt vēsturiskus risinājumus šajā jautājumā. Paldies! Paldies komisārs kundzei! Un paldies, ka bijāt šeit klāt un uzrunājāt parlamentu. Noslēgsim debatas par šo jautājumu. Balsošana uh, būs mēneša beigās, un tagad pāriesim pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir komisijas paziņojums uh, par. Um, mājokļu nodrošināšanu bezpajumtniekiem. Un bez liekas kavēšanās sāksim debatas komisijas vārdā. Došu vārdu komisāram Šmitam, kurš šķiet jau ir gatavs uzstāties. Lūdzu, komisāra kungs, vārds jums! monsieur le président mesdames messieurs euh, les députés Priekšsādātāji, dāmas un kungi deputāti, es sākumā vēlētos pateikties parlamentam par to, ka organizēja šīs debatas, jo eh, tās skāra vienu no lielajām problēmām, kas ir eh, sociālās izstumšanas un eh, nabadzības centrām. Bezpajumtnieku skaits turpina pieaugt Eiropā. Turklāt uh, Pietiek um, izmest loku pilsētā, lai uh, to ievērotu. Dzīvot um, saprātīgas cenas un drošas vides um, mājoklī ir fundamentāla vajadzība, ko mēs varam uzskatīt par vienu no cilvēktiesībām. Bezpajumtnieku situācija ir uh, milz izaicinājums. Un tas tāds ir arvien vairāk dalību valstīs. Nepastāv oficiāli salīdzinājumi skaitļi par to, cik plaši ir šis izaicinājums, bet jebkurā gadījumā tie skaitļi, kas ir mūsu rīcībā, parāda to, ka bezpajumtnieku skaits ir pieaudzis vairākumā dalību valstu pēdējos desmit gados. Tiek uzskatīts aptuveni trīs gadus miljonu cilvēku, kas ir bez pajumtes Eiropā. Katru nakti vairāk kā 400 tūkstoši cilvēku mm, guļ uz ielām. Tā ir eh, problēma, kas skar ikdienu, kas ir taustām, kas ietekmē mūsu pilsētas un kas pievērš mūsu uzmanību. Šīs eh, problēmas iemesli ir daudzi un kompleksi. Uh, bet eh, var teikt, ka mm, mājokļa mm, elementi un eh, mājokļa politika ļoti būtiski ietekmē bezpajumtniecību, kas ir ekstrēma izslēgšanas forma. Un jo īpaši tas skar mm, vismazāk aizsargātās grupas, cilvēkus ar invaliditāti un migrantus. Pēdējie pētījumi parāda to, ka mājokļu cenas pieaug, sociālo mājokļu skaits samazinās, un tie ir galvenie elementi. Patiešām īres palielinājums un arī pašu mājokļu cenas pasliktina situāciju sociālajie nami un situācija tirgū, kā arī mājokļu piešķiršana var, zināmā mērā, palīdzēt mājasemniecībai. Eh, tajā pašā laikā daudz eh, cilvēku, daudz pilsoņu mm, eh, var kļūt par bezpajumtniekiem, bet tie, kas ne tāpat iet, izjūta to, kā svārstās tirgus cenas, kas burtiski mm, eksplodē un iet uz augšu, un tas saistās ar to, ka nav pietiekami investīciju. Augst līmeņa darba grupa, mm, investēt uh, Mm, mājoklī Eiropā savā 2018. gada ziņojumā saka, ka nav pietiekami investīciju par pieņemamu cenu mājokļos, un tur ir un par 57 miljardiem eiro Eiropā. Lai arī Eiropas Savienībai nav kompetences mājokļu jautājumā, parasti tā ir vietējo pašvaldību kompetence, sociālie mājokļi un um, bezpajumtnieku jautājums ir uh, svarīgs elements Eiropas Savienības uh, sociālajā politikā. Uh, Eh, hartā ir noteikts, ka Eiropas Savienība eh, respektē eh, tiesības uz sociālo palīdzību un uz mājokli. Tas nozīmē Eh, ka ir jāsniedz atbalsts tiem, kuriem nav nepieciešamie resursi, lai to nodrošinātu. Eiropas Savienības sociālo tiesību pīlārs ietver principu par mājokļiem un palīdzības sniegšanu bezpajumtniekiem. Tas ir politisks signāls tam, kādu nozīmi Eiropas Savienība piešķir cīņai um, pret bezpajumtniecību. Eiropas Savienības sociālais pīlārs latiņu ir pacēlis augstu, veicinot arī bezpajumtnieku integrāciju sabiedrībā. Uh, Mm, sniedzot viņiem sociālos pakalpojumus. Ko, komisija uzsāks plašu konsultāciju procesu par šī pīlāra īstenošanu nacionālajā, vietējā un reģionālajā līmenī, un Eiropas Savienība strādās ar visiem pārvaldības līmeņiem, lai dotu labumu pilsoņiem. Un mājokļu jautājumam ir jābūt šī procesa uzmanības centrā. 19. princips šajā pīlārā runā par investīcijām uh, pēc 2020. Uh, gada. Visaptveroša pieeja, uh, kas tiek atbalstīta no reģionālās attīstības fonda, tiek papildus atbalstīta izmantojot sociālo fondu plus. Tāpat uh, mēs arī sniegsim atbalstu nepieciešamās sociālās infrastruktūras veidošanai. Eiropas Savienības strateģisko investīciju fonds jau spēlē svarīgu lomu finansējot uh, plašu mm, spektru dažādos uh, investīciju projektos, ieskaitot mājokļu projektus. Eiropas semestra ietvaros mēs sniedzam dalībvalstī uh, norādes, ieteikums un politiskās vadlīnijas, lai nodrošinātu to, ka iedzīvotājiem ir uh, pieejami sociālie mājokļi, um, risinot um, dažādus makroekonomiskus ekonomiskās atšķirības un jautājums, kas ir saistīti tieši ar mājokļu pieejamību. Uh, bez apjumtniecības jautājumam ir jābūt arī um, to politiku centrā, kur mērķis ir cīnīties pret nabadzību. Un mēs atbalstīsim dalību valstis um, dažādos veidos, lai risinātu jautājumu uh, pa, kas saistīts tieši ar bezpajumtniecību. Un uh, šis uh, princips mājoklis vispirms paredz arī tādu pakalpojumu sniegšanu, lai bezpajumtnieki uh, varētu saglabāt stabilus dzīves apstākļus un atkal nenonākt uz ielām. Komisija veicina labās pieredzes apmaiņu starp dalību valstīm. Bez tam komisija atbalsta arī Eiropas līmeņa tīklu, kurā apvienojušās dalībvalstu organizācijas, kas fokusējas uz cīņu uh, pret bezpajumtniecību. Un tā uh, finansē projektus vietējā līmenī. Un mm, Eiropas komisija ir piešķīrusi gandrīz 5 miljonus subsīdijās uh, šādu projektu īstenošanā. Paldies, komisāra kungs! Tagad sāksim debates un vispirms izteiksies deputāti politisko grupu vārdām. Un kā pirmajam došu vārdu eh, Ratkaskungam vienu minūte. Priekšādātāja komisāra kungs, godātie kolēģi, es jau varu jums reiz, uzreiz teikt. Uh, nu, kas mums tiks teikts, jā, kāpēc jūs par to visu runājat, tas taču nav jūsu kompetencija, un jā, tā jau var būt, ka pa Eiropas parlamentam nav kompetences šajā konkrētajā jautājumā, bet tomēr tā ir tēma, kas samilzus sāsināsies Eiropas Savienībā pēdējā laikā, un tas novedis pie milzīgas, eh, tas tāpēc, ka ir milzīga spriedze, un mājokļu tirgu, nekustamo īpašumu tirgu, un tāpēc eh, šādu notikumu, šādiem notikumiem attīstoties mēs kā parlamentārieši nedrīkstam uz to pievērtāties, un tāpēc es domāju, ka tā tomēr ir šī parlamenta kompetence, šis jautājums ir parlamenta kompetencē. Ja paraugamies uz dzīvokļu tirgu, mm, tad redzam, ka no vienas puses um, nomas īres cenas auga augumā, pieaug arī enerģijas izmaksas, attiecīgi elektrības izņemumu. Vācijā vien, piemēram, 4000 mā, 4000 mājokļu paliek bez elektrības tikai tāpēc, ka nevien, nevar cilvēki atļauties elektrības rēķinus maksāt, tāpat cilvēki neslēdz klāt apkur, tāpēc, ka viņi nevar to atļauties un tā tālāk. Nu, un tas ir tikai vēl tas labā, vēl tā labākā monētas daļa, tāpēc es domāju, ka mums ir pilnīgi noteikti jādomā par to visu, jāvērš arī pret tādām praksēm kā Airbnb, kas visus šos dzīvokļus eh, izdod tikai turistiem, kā rezultātā cenas pieaug. Šāda veida noteikuma attīstībai ir jāpratojas. Mums turklāt arī jārisina jārisina jautājums par to, ka vēl pagaidām nav neviena finanšu instrumenta, kas ļautu risināt bezpajumtniecības situāciju Eiropas Savienībā. Visi šie jautājumi ir ļoti steidzami jāskata, un turklāt pie šim jautājumam jānonāk arī politisko debašu degpuntā. Tas gaugulā īpaši aktuāli ir tieši jaunām ģimenēm, jauniešiem, kas ir tikai savas dzīves sākumā, un viņiem šis problēmas ir ļoti aktuāls. Tāpēc mums pilnīgi noteikti kaut kas lietas labā jādara. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Agnesei Jungērijus kundzei pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, ka uh, mums pietrūkst apmēram tik daudz mājokļu, cik ir visā Utrehtā. Un trūkst eh, lētu dzīvokļu gan īrei, gan uh, Um, iegādēji tikai 10% no uh, tirgu esošajiem mājokļiem ir par saprātīgu cenu, un arī uh, īres tirgu mm, ir ļoti strikti nosacījumi. Uh, cilvēkiem ir jāpelna trīs reizes uh, vairāk uh, nekā uh, viņiem būtu jāmaksā par īri. Un arī, piemēram, rindas uz uh, dzīvokļiem ir ļoti garas. Mēs redzam, ka uh, Nīderlandē pēdējos desmit gados bezpajumtnieku skaits ir dubultojies, un tādēļ es gribētu aicināt visus parakstīt petīciju mājokli visiem. Tādējādi Mēs varbūt liksim Eiropas komisijai sākt strādāt, lai visiem būtu pieejami uh, mājokļi par saprātīgu cenu un lai mēs strādātu ne tikai ar bezpajumtniekiem, bet lai visiem Eiropas Savienības pilsoņiem un iedzīvotājiem būtu pieejama mājokļa par saprātīgu cenu. Paldies! Paldies! Tālāk uz divām minūtēm dod vārdu Dragošu Pišlaro kungam, lūdzu. Paldies, priekšsētāji, es runāšu rumāņu valodā. Uniunea Europeană sunt 700 de mii de persoane fără adăpost într-o noapte, cifră care a crescut cu 7... Eiropas Savienībā ir 700 tūkstoši bezpajumtnieku, un tas nozīmē, ka mm, ir palielinājums salīdzinājumā ar situāciju pirms 15 gadiem. Organ, saskaņā ar organizācijas, kas ar to nodarbojas datiem, 2017. gadā Katrs ceturtais eiropietis, mm, kas bija nabadzīgs, dzīvoja e, ļoti aglomerētā mājoklī. Rumānija mm, bija pirmajā vietā šajā ziņā 69% gadījumu neaizsargāto e, cilvēku mm, bija ģimenes ar bērniem. Tātad ļoti lieli e, procenti attiecībā uz neadekvātiem mājokļiem. Uh, Tas ir ļoti svarīgs temats. Housing First eh, projektam bija labi panākumi valstī. Eh, tas eh, kļuva nu, par daļu no nacionālās stratēģijas Rumānijas un arī citu valstu uh, radītāju mm, rāda uh, to, ka nav pietiekams politiskās efektivitātes. Un Rumānijā uh, šie risinājumi it kā nesot uh, pieņemami. Tas, ka nenotiek sastrādāšanās, nav īsti ticams arguments. Tā tad ir jāapzina adekvātie mājokļi, pēc tam ir jānodrošina stabils finansējums tā, lai šie risinājumi reāli varētu arī darboties. Tā tad aicina Eiropas komisiju un esmu gatavs arī pats tajā piedalīties. Pieprasu tādas politikas, lai veicinātu uh, sociālas dabas investīcijas un jāprūpēs par to, lai šī programma būtu daļa no reģionālām, nacionālām, lokālām stratēģijām. Rumānijas valdībai būtu jārod steidzami risinājumi bezpajumtniekiem un jāievēro Eiropas prakse, mm, parauga prakse, izmantojot integrētas mm, sociālo mājokļu politikas. Paldies! Muito obrigado. Tem agora a palavra. Paldies. Tālāk došu vārdu Katrīnai Lāgenzipenai. Vienu minūtu. Jā, ja, auch ich werde Deutsch sprechen. Jā, arī es runāšu vācu valodā. Liels paldies priekšādātāji. Katram cilvēkam ir vajadzīgs jumts uz galvas, mājas, dzīvot la, normāli ir cilvēka pamatiesības. Un liek cilvēkam jumtas virs galvas nozīmē, ka mēs liedzam viņam izjust pašam pašvērtību, pašcieņu. Mēs laupām viņam šīs tiesības. Eiropas Savienībai arī vajadzētu beidzot iejaukties situācijā un noteikt skaidrus mērķus šai gadījumā, lai bezpajumtniecību līdz 30. gadam izskautu pavisam. Bezpajumtniecības izskaušana gal galā ir politiskās gribas jautājums. To labi parāda Somija ar savu iniciatīvu Housing First, jeb ja mājoklis vispirms. Tieši tur viņi parāda, kā jārīkojas gadījumos, kad uh, sastopamies ar bezpajumtniekiem un, eh, fakt, un nedrīkstam uzskatīt, ka bezpajumtniecība ir katra paša vaina. Nu, tā nav. Vācijā vēl ir ļoti daudz darba darāms. 2030. Gad, 30. gads ir svarīgs. Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir, jās, ir jāpilda, ir jāizdara spiediens arī uz nacionālu stratēģiju īstenošanu šai jomā, tā lai bezpajumtnīcē varētu pielikt punktu. Mums ir vajadzīgs Eiropas saimnības ietvers ar rekomendācijām, ar proaktīviem, reaktīviem mēriem un pasākumiem, atbilstīgu situācijas uzraudzību grozīšanu, tā lai mēs varētu to īstenot Eiropas ekonomikas pusgada ietvaros. Paldies! Paldies! Tālāk eh, došu vārdu eh, Francai Žamē kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi, ir jācīnās pret nabadzību un nestabilitāti, kas saistās ar bezpajumtniekiem un 12 tūkstoši cilvēku, kas dzīvo neatbilstošos apstākļos Francijam. Eiropas Savienība lielā mērā ir ietekmējusi to, ka šī problēma padziļinātas vairākās dalībvalstīs. Taupības politika, kas īstenot vairāk kā desmit gadus, uh, Mm, jūs to īstenojāt, un tajā pašā laikā mm, tās eh, īpaši necenšas eh, brīvās tirzniecības un ultraliberālisma eh, novirzes risināt, un nemaz nerunājot par Makronu kungu, kas pakļautīgi īsteno to, ko jūs prasāt, tajā pašā laikā leģitīmās iespējas izvairīties no šīs negatīvās spirāles, mm, principā ir jāmeklē nacionāla risinājuma ir jābūt atbildīgiem. Un uh, Dievs var tikai smieties par uh, cilvēkiem, kas tikai smējās par secinājumi, uh, par uh, sekām, uh, kuru cēloņi um, tam ir bijuši tuvi. Paldies. Tālāk došu vārdu Elžbetai Rafalskas kundzei. Lūdzu, vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs bezpajumtniecības problēma ir tāda plašāka sociālās politikas problēma, ko uh, mēs nevaram reducēt tikai uz sociālo palīdzību, bet mums ir jāstrādā profilaktiski, lai nepieļautu to, ka cilvēki kļūst par bezpajumtniekiem. Un tādēļ mums ir jāsniedz tieši šāds atbalsts. Un, uh, Eh, jūs runājāt, eh, ka ir jātīsta pakalpojumi bezdarbniekiem. Es tam piekrītu, bet es domāju, ka mums ir jādomā par to, uh, Eh, kādēļ cilvēki kļūst par bezpajumtniekiem. Eh, varbūt tas ir konflikts ģimenē, eh, vai varbūt vardarbība, vai kaut kas cits. Mēs redzām, ka Eiropā pieauga bezpajumtnieku skaits, bet Polijā tika veikts pētījums, ka pēdējo divu gadu laikā Polijā bezpajumtnieki banki ir eh, samazinājusies par 9%, bet es domāju, ka šeit ir svarīgs ne tikai mājokļu jautājums un bez valdības atbalsta, bez atbildīgas sociālās politikas mēs nevarēsim panākt to, ka ir pieejami mājokļi, lēti mājokļi un par pieejamām cenām. Paldies! Obrigado. Tem agora a palavra para o Paldies! Tālāk došu vārdu Leilai Šaibī kundzei, lūdzu. 700 000 Godātie kolēģi, 7000 cilvēku Eiropā katru nakti guļ uz ielām, turklāt viņu skaits tikai pieaug, un pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir mājoklis, bet uh, kuri ir riska grupā. Ir arvien augstākas īres, un sociālie mājokļi ir labs risinājums, bet Man jājautā, kā tas ir iespējams, ka no vienas puses tiesības uz mājokli ir minēts Eiropas sociālo lietu pīlārā, eh, fundamentālo tiesību hartā, un no otras puses dalību valstis eh, investī. Eh, tās, kas investē sociālos mājokļos, saņem sodus no komisijas, ka, redz, tiek kropļots tirgus konkurences stāvoklis. Uh, bet uh, tā nav kāda prece. Ja jūs man piekrītat, tad pierādiet to, uh, lai uh, publiskās uh, investīcijas uh, notiktu, lai tur nebūtu 3%, un mm, uh, jo, lai mm, dzīvot, lai sapņotu, ir jābūt vietai, kur uh, pārlaist nakti. Uh, Lielas paldies! Tālāk uz vienu minūti dodu vārdu deputātam Kostas Papadakis, lūdzu. Lielas paldies! Mājoklis vispirms programma nāk kā iedvesma no ASV, un tas nav nekas jauns. Jāsaka, gan šī projekts nekad nevienu problēmu atrisinājis nav. Ar to mm, koncentrējas tikai uz kaut kādiem dažiem bezpajumtniekiem visu to miljonu um, jūrā, kas faktiski dzīvo Eiropas Savienībā ar ļoti zemām algām un nespēja atļauties atbilstīgus mājoklis, īpaši ņemot vērā, kas notiek ar Airbnb un uh, šīm ārkārtīgi dārgajām villām, kas visur augā sēnes. Eiropas Savienība tagad draud krokodila asars un tāpat laikā. Tajā brīdī, kad tika lēsts par kārtējo banku izpirkšanu Grieķijā, tad sarunās ar Grieķijas valdību tika veltīts ļoti daudz līdzekļu banku glāšanai. Turklāt šī finansējumu kontekstā viens no priekšnoteikumiem bija tas, ka Grieķijas valdībai nācās izsolē pārdot ļoti daudz dzīvojamos namus. Nu, tas nozīmē, ka faktiski jūs nemaz nevēlaties to visu risināt. Jāsaka, ka tāpat laikā Grieķijā, piemēram, demonstrācijas pret šādām izsolēm netika atļautas. Nedrīkst taču šādā veidā izsolē likt uh, dzīvokļus, mājokļus, nezinu, bankas kontus gandrīz. Šī plānotā sociālā ekonomika ir briesmīga, ne, nepiekā laba tas nevar nonākt. Cilvēkiem jāpārliecinās, ka viņiem ir iespēja, jāpārliecinās, ka cilvēkiem ir iespēja dzīvot cilvēku cieņas pilnu dzīvi savā mājoklī. Lies paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs, kolēģis Ratka, vēlas uzdot jums jautājumu zilās kartītes jautājumu. Esat gatavs atbildēt uz šo papada, jautājumu, papadakis kungs? Jā, nu tad 30 sekundes. Ko tad es, kolēģi, man jau nu ļoti interesē, eh, nu, lūk, es, man jau, protams, nav vienaldzīgs tas, ko jūs sakat, bet ja situācija mājokļu tirgu un bezpajumtnieku situācija ir tik vienkārši izskaidrojama, kā jūs to sakāt, nu pat, nu tad man jāuzdod jautājums, kā jūs varat izskaidrot to, ka arī tādās valstīs, kur, piemēram, nav notikuši šāda veida izmaksu pasākumu, kur tiek atbilstīgi taupīts un tā tālāk, kā tad tur varēja nonākt līdz tādai situācijai, ka ir bezpajumtnieki? Kā jūs to izskaidrojat? Lūdzu, deputāti Papadākis, jums iespēja atbildēt. Nu, lūk, vēl viens iemesls vairāk vienkārši Grieķijā ir šāda veida situācijas rašanās Mm, pamatā. Mm, Nu, gal galā šī situācija Grieķijā vienkārši ir vēl aktuālāka. Eiropas Savienība īsteno visus šos mērus, kas iet pretrunā darba, darba ņēmēju, strādnieku interesēm, bet tas iznīcina īpašumus un gal galā 120 mā, tūkstoši mājokļu tiks iznīcināt šo pasākumu rezultātā. Eiropas Savienība arī veicina cilvēku izlikšanu no mājām. Tā ir Eiropas Savienības politika šais visās valstīs un ne tikai Grieķijā. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Sindijai Francinai uz vienu minūtu. Paldies priekšādātāji. Bezpajumtniecība tas ir vienkārši, tas ir ārprāts, tā ir milzīga problēma. 700 tūkstoši cilvēku sastopas ar šo problēmu Eiropas Savienībā jums virs galvas ir ārkārtīgi svarīgs visiem, it īpaši jau tiem, kuri tāpat sastopas ar daudzām dažādām problēmām darga, darba tirgu un citur. Šiem cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīga, svarīgs atbalsts, stabils, stabila mājokļa nodrošināšanā. Tas palīdzētu risināt arī veselības problēmas, atkarības problēmas un ar darba tirgu saistītos jautājumus. Mājokli vispirms. Tas ir projekts, kas piedāvā ne tikai mājokli, bet piedāvā arī ko, pakotni, kur ietver, piemēram, veselības aprūpas pasalku, ap, pakalpojumi, bērnu aprūpe un tam līdzīgi. Stratēģija, kas vērstos bezpajumtniecības izskaušanu, ir jā, jāizteno daudzos un dažādos sektoros. Darbs jāsāk tūlīt pat, un es ceru, ka plāns būs ambicios. Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs mūsu kolēģis Manuels Pizārro. Lūdzu, jums vārds. Priekšsādātāji, paldies! Nu jā, šod, šodien ir ļoti vēsa nakts ārā, un tad iedomājieties, ko nozīmē tas tiem cilvēkiem, kas Eiropas Savienībā šobrīd dzīvo uz ielas. Nu, situācija ir sāpā, sāsinājusies pēdējo gadu laikā. Jāņem piemēram no Somijas, piemēram, kur visā um, valstī šī situācija ir atrisināta. Es zinu, ka mums ir vajadzīga plaša, visaptveroša atbilde bet vienlaikus eh, jādomā arī par sociālo jomu, par veselības aprūpas pakalpojumiem, par psiholoģiskās veselības jautājumiem. Jāmeklē tādas integrētas atbildes uz šo problēmu, turklāt tas jādara steidzami ir pieejamas dažādas programmas, kas ir visai daudzsološas, vismaz tās mums ir apsolījusi šobrīd Eiropas komisija, kas piedāvā kaut kādas garantijas bērniem, jauniešiem, piemēram, stratēģiju invalīdiem un tā tālāk, bet, nu, beidzot būtu jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Mums ir vajadzīgs rīcības plāns, lai mēs varētu vērsties pret šo mm, parādību. Ir vajadzīgi skaidri, ambiciozi mērķi un ir jāmudina dalību valstis un pašvaldības rīkoties. Mēs nevaram pieņemt šo domu, ka Eiropas Savienībā joprojām ir tādi cilvēki, kuriem nav tiesību uz mājokli un kuriem nākas dzīvēt, dzīvot pilnīgā sociālā atstumtībā bez jumta virs galvas. Mums ir strauji šī situācija jālabo. Paldies! Lies paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Veronikai Trilēno Lenoārai lūdzu. Merci, monsieur le président. Vais... Paldies, priekšsādātāji. Es izteikšos franciski. Mājoklis arī ir steidzams sabiedrības veselības jautājums. Francijām cilvēki, kas dzīvo uz ielas, viņu mūžu ilgums ir par 30 gadiem mazāks kā pārējiem iedzīvotājiem. Būt bez pajumtes nozīmē būt arvien vairāk ievainojumiem pret riskantām uzvedībām un arī slimībām. Pārāk bieži tas nozīmē arī to, ka nav dalības eh, veselības sistēmā un oficiālajā statistikās, kā to parāda eh, pasaules ehm, ārstu observatorija dati. Kā tad labāk dokumentēt situāciju tiem, kas ir visa neaizsargātākie ar šiem indikatoriem, un jo īpaši runājot par veselību? Jūs atgādinājāt, komisār kungs, Eiropas sociālo Mm, tiesību pīlāram ir jāizpaužas konkrētās rīcībās. Ir nepieciešams, lai neviens netiktu atstāts malām, un jāpiemina arī veselība, kas ir mm, pats dārgākais. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu kolēģim Kim Vasparantāk. Vienu minūtu lūdzu. Kolēģei, paldies! Šobrīd visur Eiropā mājokļu cenas ir e, kļuvušas saprātī, nesaprātīgas. E, Nomātāju kustības pieņemas spēkā, tiek e, iestājas daudz par īrnieku tiesībām, bet arī bezpajumtniecība Eiropas Savienībā ir dubultojusies pēdējo gadu laikā. Arvien pieaugušī bezpajumtniecība parāda, cik smagus rezultāts ir nesus visa šī taupības politika un, un finanšu konsolidācijas politikas, arvien pieaugušā nomas maksa, enerģijas cenas, nozīmē, ka daudzi zaudē mājokļus un paliek uz ielas, bet šodien runājam par risinājumiem bezpajumtniecībā, un es tiešām ceru, ka tie tiks risin... ieviest visam ātri. Pirmkārtām visi esam viensprāts, ka bezpajumtniecību kriminalizēt nebūtu nekāds risinājums, un tam ir jāpieliek punkts. Otram kārtām jāpierliecinās, ka cīnoties pret bezpajumtniecību mēs vienlaikus arī domājam par bērniem, lai pāraud šo nabadzības ciklu. Turklāt jāpārliecinās, ka arvien vairāk um, uzņēmumu iesaistās mājoklis vispirms programmā un iniciatīvā laikā, tā lai mēs varētu pielikt tam punktu un lai cilvēki saņemtu palīdzību un varētu uzsākt cieņu pilnu dzīvi. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Gvido Rēils. Vienu minūtu lūdzu. Priekšādātāja komisārs Kunze, es jums ārkārtīgi pateicīgs, ka pēc tam, kad es paziņoju, ka bezpajumtniecība ir nonākusi darba kārtībā, mēs beidzot par šo jautājumu tiešām arī runājam. Pēdējos trīs gadus es uz to gaidīju, es esmu uh, staigājis pielām, es zinu, kas, piemēram, notiek manā dzimtajā pilsētā, un es, protams, esmu tagad sešus mēnešus parlamentā, un arī Briselē es esmu rūpējies par bezpajumtniekiem, tāpat arī šeit Strasbūrā. Nu, tas, ko viņi piedzīvo, tas ir kaut kas nenormāls es gribētu jums visiem ieteikt pamēģināt gulēt zem kāda telta Strasbūrā un varu jums apgalvot, ka tur tiešām valda izmisums Tā ir burtiski katastrofa. Vairāk kā 3 miljonu cilvēku dzīvo uz ielām, zem tiltiem. Bezpajumtniecība ir 21. gadsimta sērga, un nav jau tā, ka mums nebūtu līdzekļu, eh, ar ko palīdzēt viņiem. Nē, mēs vienkārši ignorējam šo problēmu. Šie bezpajumtnieki tiek vienkārši nostumti malā. Viņi netiek ņemti vērā, viņi netiek uztverts nopietni un netiek meklēti nekāda risinājuma. Mums ir jādomā par. Jāskatās šī problēma tās reālajā izpausmē. Beidzot, paldies! Lies paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu, došu vārdu kolēģei Beatai Ziedlo uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsētāja kungs, komisāra kungs. Mēs runājam par šo ļoti svarīgo problēmu, tas ir bezpajumtniecība un Eiropā patiesībā mums visiem vajadzētu būt eh, sašutušiem par to, ka vispār Eiropā ir bezpajumtnieki, ko mēs redzam arī katru dienu ap eh, parlamenta ēkām gan Strasbūrā, gan Briselē. Migrācijas krīze šo problēmu ir padziļinājusi, un mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši. Mums ir jārīkojas. Gribu pievērst uzmanību šajā sakarā uz vēl eh, vienu uh, Uh, aspektu. Eiropa noveco, un mēs redzam, ka uh, bērni nerūpējas par saviem vecākiem, un ļoti bieži šie vecie cilvēki nonāk dramatiskā situācijā. Uh, viņi pazaudē savus dzīvokļus, savu savus mājokļus, un tādēļ lūdzu šajā programmā pievērst uzmanību arī šim aspektam. Tie ir vecie cilvēki, kam ir nepieciešama mūsu palīdzība. Paldies! Lielas paldies! Tālāk došu vārdu deputātam Huzēju Guzmāu uz vienu minūti. Priekšādātāji, paldies! Programma mājokli vispirms ir devusi, šis projekts ir devis rezultātus. Mēs redzam, kā cilvēki reaģē uz šīm problēmām. Un šādā veidā tiek novērsta arī sociālā atstumtība. Lisabonā, Portugālē pirmā šī projekta daļa, pirmais projekts tika uzsākts bez jebkāda atbalsta no Eiropas Savienības. Uh, Nu, protams, ir labi, ka Eiropas Savienība tagad jau sit uz plāca un lepojas ar šo programmu, tomēr vajadzētu atcerēties, ka ir jādara kas krietni vairāk. Šis projekts ticis aizsākts jau bez jums, ir jāpiešķir budžeta līdzekļi vai komisijai vajadzētu cīnīties vismaz, ņemot vērā, ka komisija cīnusies par finanšu tirgu liberalizāciju un taupības politikai, tagad vajadzētu iesaistīties šī projekta īstenošanā, lai novērstu šos nelabi, nelabēlīgos apstākļus uh, cilvēkiem. Nu, jānāk viņiem klāt ar kaut ko konkrētu, reālu, kas ļautu atbalstīt šo programmu un iniciatīvu un varētu visiem šiem bezpajumtniekiem patiešām arī palīdzēt. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Nākamā runātāja Klēra Foksa, lūdzu. Pirms daudziem gadiem strādāju bezpajumtnieku patvērtnē eh, Anglijā, un šis jautājums man ir tuvs sirdī. Šis mājoklis vispirms e, iniciatīva ir ļoti laba iniciatīva, tomēr esmu nobežījusies, ka pastāv problēma, piemēram, ar pārnacionālu šādu centru organizēšanu, meklējot pilnīgi vienādus risinājumus, tādējādi ignorējot reģionālos un nacionālās īpatnības. Gribu uzsvērt, ka bezpajumtniecības cēloņi, jāsaka, nav universāli, tie ir ļoti atšķirīgi, un eh, nedrīkstam šeit izvairīties no ilgtermiņa dziļākiem risinājumiem, nu tā piemēram bezpajumtniecība šausmas atsevišķās valstīs faktiski nāk kā tiešas sekas šīm ļoti skarbajām taupības politikām, ko īstenoja dalība valstis, piemēram, Eirozonas valstīs, un tās, piemēram, ierosināja pat Eiropas Savienība. Bet tāpat laikā tās dalībvalstis, kur ir stagnējoša ekonomika, šobrīd piespiež cilvēkus virzīties uz citām valstīm labākas dzīves meklējumos. Nu, protams, ka arī no tiem viens otrs beigu beigās paliek bez jumta virs galvas. Gribu jums visiem atgādināt, ka saskaņā ar Crisis Charity organizāciju visā kontinentālajā Eiropā apmēram viena trešā daļa bezpajumtnieku dzīvo Londonā. Brīva pārvietošanās kustība, protams, ir ļoti laba darba meklējumos un tā tālāk, bet ir vajadzīgs arī atbalsta tīklus, kā kāds polis teica. Es Brexits vai ne Brexits, es vienalga palikšu šeit ar jumtu vai bez jumta virs galvas. Mums vispirms jāatrasina šīs problēmas katram savā dalībvalstī, pirms mēs ierosinam kaut kādu veidu centralizēto Eiropas risinājumu un vienotu struktūru. Paldies! Muito obrigado. Liels paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja vicepriekšādātāja Maireda Maginas uz vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšādātāji, paldies komisāra kungs. 18. gada septembrī Maikls vispirms princips tika ieviests īrijā, un jāsaka, tas ir nesis rezultātus samazinājis bezpajumtnieku skaitu, tos, ko mēs redzam, piemēram, Dublinā uz ielām. Protams, parādība nav izskausta pilnībā, bet tam ir bijusi pozitīva ietekme. Tas ir tāds konkrēts modelis, un tas jāspēj tāpat laikā modificēt atbilstībā no konkrētās dalībvalsts. Nu, piemēram, īrijas, eh, eh, īrijā kāda vecāka tika pārvērsta, pārveidota, atjaunota, lai piemērotu to bez aizpildnieku vajadzībām. Bet, komisāra kungs, jūs, protams, šādā veidā atverat tālākas, plašākas debatas ne tikai par mājokļiem, arī manā uh, valstī pēc visu šī nekustamā īpašuma krīzes joprojām ir tādas ģimenes, kas dzīvo kaut kādos uh, pagaidu apstākļos, pagaidu mājokļos, un lai arī mēs esam uzcēluši ļoti daudz ēku šādām vajadzībām pagājušajā gadā, tomēr joprojām daudz cilvēku, kamiem mājokļi ir vajadzīgi. Šādas problēmas ir aktuāls visā Eiropā. Būtu ļoti labi zināt, ka tiek meklēt kaut kādu kopēju risinājumu. Tāpat arī mums ir jānodrošina tas, ka cilvēki var mm, celt mm, paši mājas, ka viņi var atļauties to darīt, mm, ka viņiem ir prasmes to darīt. Es domāju, šādā veidā kopīgas investīvas būtu ļoti liederīgas arī ārā pie parlamenta ir ārkārtīgi skumji redzēt šos bezpajumtniekus, kas jebkuros laika apstākļos turpat guļ stūrīšos ierāvušies. Līdzīga situācija, protams, ir Strasbūrā. Paldies! Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Dura Fernandeša kundzei uz vienu minūti. Paldies! Te nav runa tikai par piekļuvi adekvātiem mājokļiem, bet arī par būtiskām veselības problēmām, grūtībām piekļuvi darba tirgumu, saņemt veselības pakalpojumus un arī personiskās drošības jautājumiem. Housing First ir modelis, kas veiksmīgi darbojas dažās no dalību valstīm. Tā ir stratēģija, kas apvieno gan atbalstu, mm, piek, gan arī piekļuvi sociālajiem veselības pakalpojumiem. Te mums ir nepieciešama spēcīga komisijas apņemšanās lai īstenotu šo modeli visās dalību valstīs, ar attiecīgu pienācīgu budžeta plānojumu e, un paredzēt to kā svarīgu ambiciozu mērķu un iekļaut arī ilgspējīgā semestrī. Un e, komisāra kungs, es sagaidu jūsu apņemšanos šajā ziņā un es sagaidu, ka komisija drīz e, sagatavos rekomendāciju projektu, kur būtu rīcības plāns, lai izskaustu bezpajumtniecību. Šī problēma ļoti būtiski ietekmē mobilos pilsoņus Eiropas Savienībā. Savienībā, un te būtu neatbilstīgi sagatavot eh, jaunu komisijas paziņojumu, lai nodrošinātu to, ka darbinieku tiesības tiek ievērotas un viņi beigās nenonāktu uz ielas. Lielas paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Francisko Gerēro. Vienu minūti. Paldies, priekšstādātāja komisāra kungs, godātie kolēģi. Aptuveni 700 tūkstoši cilvēku ir uz ielas un aptuveni 11 miljonu cilvēku mm, ir slikta, mm, slikta apstākļu mājokļos. Mēs dzīvojam ļoti nevienlīdzīgā situācijā, kad paraugāmies uz bezpajumtniekiem. Somijam mm, programma Housing First nodrošina pienācīgus mājokļus Mm, ir akcents arī uz sociālo politiku, koordinētas rīcības jomā, veselības un eh, darba piekļuvas jomā. Tāpat ir jāatgādina, ka cīņa pret ārkārtēju nabadzību ir viens no ilgspējīgas attīstības mērķiem 2020. gada programmā. Tātad eh, mm, mums vēl ir laiks, lai to īstenot Portugālē. Mēs redzam, ka mm, mājoklis vispirms pirms Mm, programma ir sākus darboties, tas ir pirmais mazais solītis, bet gana svarīgs. Komisijai steidzam ir jāprezentē garantija tā, lai 2030. gadā neviens neaizsargāts pilsonis neatrastos bez pa, uz ielas bez pajumtes. Paldies! Tagad Silvija Sardone, viena minūte. Paldies! Ir pats par sevi saprotams, ka mēs atbalstām programmu, kas uh, Mm, palīdz eh, bezpajumtniekiem, ļauj viņiem atrast savu vietu sabiedrībā. Bet es domāju, ka ir jāpadomā par eh, šīs parādības cēloņiem. Eiropas Savienībai šajā jomā ir atbildība. Un eh, bezpajumtnieku skaits ir mm, pieaudzis, Mm, pārāk liela labvēlība, uzņemšana bez kādiem ierobežojumiem, plaši atvērtas durvis, multikulturālisms, tas palielina migrantu skaitu mūsu valstīs. Migrācija bez ierobežojumiem arī rada sociālās problēmas, palielina kriminalitāti un tāpat arī palielina bezpajumtnieku skaitu. Varbūt ja reiz esam šeit visi sanākuši, tad varbūt mazāk retorikas, vairāk paškritikas. Paldies! Nu, došu vārdu tagad kolēģim Konstantinos Arvanītis. Vienu minūti. Paldies! Es izteikšos grieķu valodām. Es nāku no Sirīzes un goe NGL Mājokļu zaudēšana ir pirmās eh, sekas, mm, pirmā lieta, kas notiek, kad eh, cilvēks kļūst nabadzīgs. Mājoklis un īpašums bija pēdējais eh, bastions dienvidos pret nabadzību, un Cipras kungs darīja visu, ko varēja, lai to apturētu, bet tagad jaunā valdība mums saka, ka Eh, vairs netiek aizsargāta mm, pirmā rezidence, pirmais mājoklis, galvenais mājoklis. ANO ilgspējīgas attīstības mērķi un Fonderlajens mm, eh, komisijā paredzētais eh, sociālajā pīlārā. Kā tad parūpēsimies par to, lai neaizsargātās grupas piekļūst mājokļu programmā un var tās izmantot? Mm, un tāpat nevajadzētu arī būt tā, ka notiek izsoles par uh, galveno mm, mājokli. Vispirms Eiropas Savienībai ir jāaizsargā šie cilvēki, jāpalīdz viņiem integrēties sabiedrībā. Neradīsim geto, bet parūpēsimies par to, lai sociālie mājokļi kļūtu par arvien izplatītāku parādību. Tagad Rondinellī kundze. Uh, Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cīņa pret nabadzību ir kļuvusi par steidzamu jautājumu, ko mēs nevaram pārcelt uz vēlāku laiku. Housing First mm, ir ticama atbilde bezpajumtniecībai. Činkvestēle eh, mēs eh, sākām, ka mm, sta, stabilitātes mm, plāns un tā tālāk, nu, tas varētu palikt viss tikai teorētiski. Uh, Šmita kungs, mēs te runājam tikai par teoriju Eiropā, tiek teiks, ka ir svarīgi atbalstīt sociālo politiku, cīnīties pret nabadzību, nevienlīdzību, bet tajā pašā laikā dalību valstīm mēs sakām arī, ka ir jāinvestē sociālajos mm, jomās, un tas ir jādara budžeta ietvaros. Eiropas komisijai ir mm, jāņem. Mm, šie, šie sociālie ieguldījumi no stabilitātes pakta. Mm, tā lai tas būtu kas taustāms gadījumā, kad eh, cilvēki nonāk eh, nabadzības situācijām. Un eh, tās ir, tā ir arī jūsu apņemšanās, mm, lai bezpajumtniekiem atdot atpakaļ mm, cienīgus apstākļus. Paldies! Tagad došu vārdu Romanai Tomskai. Paldies par doto vārdu priekšsēdātāji. Es uh, Vēlos teikt, ka Eiropa sociāli mm, ir viena no labklājīgākajām vietām pasaules mērogā. Mēs esam viena no lielākajiem donoriem humanitārajās palīdzības jomā. Šajā ziņā mēs esam bagāti. Mēs dzīvojam labklājībā, un tamdēļ mums ir jāpalīdz tiem, kas nevar to atļauties. Uh, kuri nevar atļauties cieņpilnu dzīvi, tostarp bezpajumtnieki. Cieņpilna dzīve nozīmē jumtu virs galvas, tas ir pats pamats. Daži to nevar atļauties. Tamdēļ mums viņiem ir jāpalīdz. Tie ir cilvēki, kuru dzīve ir nonākusi mm, sabiedrības mm, malā, un es mm, uzskatu, ka dalībvalstī ir jāpalīdz saviem bezpajumtniekiem pēc iespējas labāk. Mēs varam apmainīties ar paraugu praksi savā starpā, bet komisijai ir jābūt tai, kura īsteno integrētu pieeju un uh, mudina dalību valstis īstenot uh, to labāko, lai eh, risinātu izaicinājumus. Tajā pašā laikā es ticu, ka tie, kuri saņem šādu sociālu atbalstu, mm, ka arī viņiem ir jāizturas ar atbildību. Paldies! Un paldies! Un došu vārdu Milanam Brzdlezam. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Bezpajumtniecība noteikti mm, ir viena no cilvēktiesību pārkāpumu vismazāk ievērotajām problēmām, jo īpaši, kad runājam par cīņpilniem apstākļiem un tiesībām uz mājokli. Reizēm tas uh, rada draudus, apdraud individu dzīves. Eiropas Savienības dalību valstis un Eiropas Savienību atbilstīgi subsidiaritātes principam nu, ir jāsniedz pasākumi, lai mazinātu bezpajumtniecību. Tāpat mm, instrumenti, kas saistās ar cilvēktiesībām, to liek darīt, tāpat arī Eiropas sociālais pīlārs. Pats fakts, ka Mm, bezpajumtnieku skaits uh, pieaug, un tikai Somijai ir izdevies to novērst, liek mums apsvērt, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, kā īstenot programmu mājoklis vispirms, jo tādējādi mēs varētu novērst sociālo atstumtību. Un visu pirms ir jānodrošina mm, atbilstīgi, adekvāti mājokļi ikvienam Liels paldies! Tagad došu vārdu Karimai Delī vienu minūti. Mīļie kolēģi, komisāra kungs! Pirms deviņiem gadiem es panācu to, ka tiek pieņemta pirmā stratēģija par bezpajumtniekiem. Es biju sociālo mājokļu uh, referente un katru gadu es ceļu trauksmi. Un ziniet, ko valdības snauš, kur tad ir steidzamības sanāksmes? Uh, Mm, kur uh, ir uh, sakrāti līdzekļi, bet uh, secinājumi ir šausminoši. Ir vairāk kā 10% pieaugums bezpajumtniecībā. Francijā katru dienu viens bezpajumtnieks mirks, mirst. 58% mm, bezpajumtnieku apvienotajā karalistē ir bērni. Un jūs teicāt, ka skaitļi nav pieejams. 11 miljonu cilvēku nedzīvo pienācīgos apstākļos. Un tas ir skandalos. 11 miljoni cilvēku cilvēku, bērnu, vīriešu, sieviešu, kas dienas to izcieš. Un jūs man sakāt, vajag vairāk uzņemšanas politikas, bet šī politika dalību valstīs ir netaisnīga, dārga, nevienlīdzīga. Nu, un tas ir tikai tāds plāksters, ko uzliekam. Es prasu. Uh, Eh, pamošanos lēcienu humanitāti parlamentā ir eh, pienācis laiks apvienot spēkus, lai palīdzētu visvājākiem. Ir laiks komisāru kungs paziņot, ka komisija uzņemsies savus atbildību, versīsies pie dalību valstīm, nevis nodrošinās nodokļu atvieglojumus mm, bagātākiem un arī um, risinās sociālo mājokļu jautājumu. Uh, jo nu, pretējā gadījumā ir notiek mobilizēšanās tikai banku mm, labā, bet tagad ir jāpievēršas arī nabadzīgākajiem un nevar pārvaldīt Eiropu ar vienaldzību. Muito obrigado. Tem agora a palavra a nossa. Nu, liels paldies. Tagad došu vārdu kolēģiem Matildai Androjai. Vienu minūti. Paldies! Nu, jā, Dievs rau, smejas par cilvēkiem, kuri raud par situāciju, ka, kuras cēloņi tam ir bijuši mīļi. 700 tūkstoši cilvēku ir bez pajumtes, un nu, tas nozīmē, ka kaut kas jāmaina. Uh, Vispirms attiecībā uz pakalpojumu eh, koncentrēšanos un arī vienā vietā, un arī to, ka eh, īres eh, tirgus palielinās un cilvēkiem reizēm jāguļ automašīnās. Un visbeidzot, arī sociālā Eiropa tikai mm, pastiprina, vajadzētu pastiprināt arī ģimenes solidaritāti. Nu, ir, uh, Mm, jāpanāk tas, lai nav arī mm, nelegālie mm, migranti. Ir pieaugums eh, par 70% desmit gadu laikā bezpajumtniecībā, un ir skaidrs, ka šie temati ir saistīti. Eh, jūs esat politiskais cēlons, Eiropas Savienība ir tā vieta, kur eh, nekas netiek darīt. Pirms uh, veidojat paziņojumus, vispirms mainat virzienu visu labā un jo īpaši visnabadzīgāko labā. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Astelijus Kimpurupulus. Vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs ir vairāk iemeslu, kāpēc kāds varētu atrasties uz ielas. Varbūt problēmas izglītībā, mm, ģimenes vardarbība, atkarības, bezdarbs, pat veselības problēmas, ilgtermiņa risinājumi meklējami izglītībā un ekonomikā. Bet eh, tā kā tā ir steidzama vajadzība, es vēlētos arī runāt par labo praksi Somijā Housing First programmām. Mums nepieciešami ambiciozi mērķi nākamajiem desmit gadiem. Mm, ir uh, arī mm, sociālajie darbinieki jāiesaist. Tas ir labs uh, satvers, lai um, reintegrētu cilvēkus. Cilvēki vēlas darba vietas, lai varētu nostāties uz kājām. Mm, cilvēku uz ielas, um, diemžēl, viņi, viņiem nav atbalsta. Nostāsimies viņu pusē, radīsim solidaritātes tīklu, atbalsta tīklu, būsim vispirms cilvēki, parādīsim to tad, kad uh, Mm, situācija ir grūta un uh, neatcerēsimies par viņiem tikai tad, kad ir Ziemassvētki. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Bernāram Zimņokam. Viena minūte. Jāsaka, esam piedzīvojuši šo robežu atvēršanu, piemēram, Vācijā kopš 2008. gada, un līdz ar to cilvēku, to cilvēku skaits, kas ir bez pajumtes, pieaug arvien vairāk. Saskaņā ar aplēcēm vairāk par vienu cilvēku bezpajumtnieku šobrīd ir Vācijā. Oficiālās, oficiāla statistikas datu par šo jautājumu nav. Protams, traģiski ir arī tas, ka ļoti daudz bezpajumtnieku ir tieši bērni, sievietes, e, jaunieši. Manā dzimtajā pilsētā Mīnhenē aina ir ļoti līdzīga. 2015. gadā 5000 bezpajumtnieku bija, un šobrīd to ir jau 10 tūkstoši. Iemesli Tāpēc daudz dzīvoja tādās tāpās, ko viņi pēc tam vairs nevarēja atļauties apmakla, apmaksāt, un sociālo mājokļu nebija. Uh, Nu, tas, protams, eh, no, tas, tas, protams no, nāk kā rezultāts arī nelegālas migrācijas ietekmei uz, uz mājokļu tirgu un sektoru kā tādu. Desmit tūkstoši eiro ir maksa par vienu kvadrātmetru eh, dzīvojumās telpas iegādē. Nu, tas ir nenormāli. Tādā veidā jaunās ģimenes nevar audzināt bērnus. Daudziem nāks tiešām dzīvot vienkārši uz ielas. Tāpēc es gribētu prasīt komisijai beidzot izpildīt savu darbu un noslēgt ārējās robežas pirms tas noved pie sociāliem nemieriem vai vēl kā trakāk. Paldies! Eh, eh, Paldies! Un tagad ir pienācis laiks eh, brīvajam mikrofonam. un došu vārdu tikai pa vienam deputātam no katras politiskās grupas, un vispirms došu vārdu Bokakungam. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir jāsaka, ka mājokļu pieejamības problēma daudzās dalībvalstīs ir tiešām katastrofāla, un šī situācija pasliktinās. Un mēs redzam, ka pieprasījums ļoti strauji pieaug, kamēr piedāvājums samazinās. Dažreiz liekas, ka šajā jomā Eiropas Savienības solidaritāte ir vai nu ļoti sadrumstalota, vai tās vispār nav. Nu, mēs redzam, ka daudzās Eiropas Savienības pilsētās ir samilzušas problēmas, ka mājokļi nav pieejami jauniem cilvēkiem un mm, cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Mums ir jādomā par to, kā sadarboties ar pašvaldībām, reģionālajām pārvaldības struktūrām un jārod kopīgi risinājumi. Paldies! Tālāk došu vārdu Džonam Havardu kungam. Lūdzu, vienu minūti. Uh, Priekšsēdētāja kungs. Eh, es atvainojos par savu balsi, jo um, esmu apslims, tādēļ runāšu lēni un varbūt klusu. Tā kā eh, tika pieminēta Brisele un arī Londona, piemēram, mēs redzam, ka tur uh, parlamenta deputāti kāpj, eh, lai nokļūtu uz parlamenta ēkām, piemēram, eh, Londonā, eh, parlamentāriešiem ir jākāpj pāri bezpajumtniekiem. Es domāju, tas liecina par to, ka mums. Uh, nav izdevies investēt pareizi. Es eh, pārstāvu vienu no bagātākajiem reģioniem apvienotajā karalistē, un e, es tiekoties ar saviem vēlētājiem vienmēr atgādinu, ka tas var notikt ar jebkuru no jums, un kā jūs gribētu, lai pret jums vai pret jūsu tuvākajiem izturas šādos apstākļos, kad ir zaudēts mājoklis. Uh, bezpajumtnieki ir visur, un es domāju, ka visam jāsākas ar pareizu attieksmi pret šiem cilvēkiem, atzīstot to, ka sociālais genocīds mūsu pilsētās ir amorāls. Paldies! Muito obrigado. Paldies! Tālāk došu vārdu Sieranam Kufē kungam. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Īrijā ir 4000 bērnu bez jumta virs galvas. Šī situācija smagi ietekmē migrantus, jaunos cilvēkus, bērnus un sievietes. Un es nedomāju, ka mūsu um, mājokļu ministrs saprot šī jautājuma neatliekamību un to, cik dziļa ir krīze Dublijā, Īrijā un citur Eiropas pilsētās. Kolēģi Magines runāja, ka nedaudz ir samazinājies uh, cilvēku skaits uz ielām, bet Dublinā Eh, pēdējos piecos gados eh, divkāršojies eh, bezpajumtnieku sieviešu skaits un četras reizes palielinājies bērnu skaits uz ielām. Mums ir jādomā par to, lai nodrošinātu mājokļus šiem cilvēkiem, jāmācas no Austrijas, no Somijas. Uh, jo šie piemēri pierāda, ka ja jūs nodrošinat mājokli cilvēkiem, tad tas darbojas. Tādēļ es gribētu, lai Eiropas komisija sāktu ar konvenciju par bezpajumtniecību un lai tās sadarbotos ar Eiropas centrālo banku un Eiropas investīciju banku, lai tik nodrošināts finansējums šīs krīzes atrisināšanai, jo nav pieļaujams, ka 2020. gadā uh, vēl mūsu pilsētās ir bezpajumtnieki. Paldies, un pēdējais brīvā mikrofona procedūrā ir. mūsu kolēģe bezpajumtnieku skaits ir pieaudzis Eiropas Savienībā. Tas ir sarežģīts jautājums, saistīts arī par eh, sociālo degradāciju. Eh, arī to, kāda situācija ir mājokļu tirgu, enerģijā un eh, sabiedrisko pakalpojumu privatizāciju. Dalība valstīs bezpajumtnieku atstumšana mm, nav mm, bijusi vienlaikus ar algu palielināšanos un uh, 45% mm, no atalgojuma tiek eh, veltīti mājokļiem. Daudz cilvēku dzīvo neadekvātos mājokļos. Kā jau tika pieminēts, eh, debates par mājokļiem un par bezpajumtniekiem nav iespējams bez politikas, kas regulē tirgus, kas veicina eh, sabiedriskos pakalpojumus un steidzamos pasākumus. Nevar izvirzīt mm, kādus nosacījumus, ja netiek ņemts vērā darbs ar tiesībām, uh, attiecīgas algas, iekļaujoša attīstība globālās politikas ietvaros. Paldies! Un eh, debašu noslēgumā eh, komisārs Šmita kungs lūdzu. Monsieur le Président, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, šīs debates parāda to, ka bezpajumtnieku problēma pastāv dienvidos, ziemeļos, austrumos, rietumos. Tā pastāv praktiski visās lielajās pilsētās. Un tas parāda to, ka tā ir vietēja rakstura problēma. Eh, tajā pašā laikā eh, tā ir arī Eiropas problēma. Mēs nevaram eh, aizbēgt no šīs problēmas, uh, teikt, ka nu, beig beigās Eiropas kompetenču jomā šī problēma nav un jautājums jārisina no dalību valstīm vai vietējām iestādēm. Mū, pie mums jūs vērsāties, un šīs debats to arī parādīja. Mēs vēlamies iesaistīties, mēs vēlamies rast risinājumus. Izaicinājums ir ievērojams, tik piesaukti skaitļi. Ir nepieciešami resursi Mm, un vajadzības, kas arī ir pietiekami lielas, un nav neiespējams tos mobilizēt. Es piekrītu tam, ka pirmais risinājums mm, būtu patiešām piedāvājums, jo ir milzīgs deficīts piedāvājuma ziņā Eiropā. Mājokļu tirgus ir kļuvis par spekulatīvu tirgu, ir jāspēj arī to atzīt. Tātad mums ir jāparūpēs par to, lai dalību valstīs, mūsu pilsētās piedāvājums atbilst pieprasījumam. Ir tiesa, kā tika pieminēts, ka mājoklis ir mm, visās sociālo problemātiku centrām. Vispirms nodarbinātība darbs. Ja jums nav mājokļa, jums nebūs darba. Ja jums nav mājokļa, tad jūs veselība pasliktināsies. Ja jums ir problēmas, tad, ja jūs atrodaties uz ielas, tad m, mm, problēmas tikai palielinās. Mums ir nepieciešama globāla pieeja, kas visu pirms risina mājokļu problēmas, bet eh, arī uh, palīdz uh, un atbalsta tos, kas uh, cieš no absolūts atstumstības un kur atgriešanās uh, ne tikai, notiktu ne tikai darba tirgū, bet arī mm, viņi varētu atgūt cieņu, jo cilvēki, kas atrodas uz ielas, mm, viņiem tiek liekta fundamentālā cieņa. Mums ir apbrīnojami mm, teksti, uh, ir eh, paziņojums, eh, pīlārs, ir eh, mūsu vērtības. Tagad ir jārīkojas. Tas ir aicinājums, kas nāk no katras puses, no visām pusēm šajā parlamentā. Mēs nevaram palikt bez darbības. Kad mēs runājam par nabadzību, tās centrā jābūt mājokļu problēmai. Kad mēs runājam par garantijām bērniem, mājoklis ir pilnvērtīga šīs garantijas daļa. Es uzskatu, ka nevēloties uzņemties pārāk precīzas saistības apņemšanās, ir mm, svarīgi, lai mēs apvienotu spēkus darbā pie mm, kāda koncepta, apvienot dalību valstis un arī vietējās iestādes struktūras kopā ar reģionu komiteju to starp. Uh, lai eh, reāli izveidot kopēju pieeju. Protams, tā nebūs vienota, mm, jo situācijas atšķirās. Mums nepieciešams, eh, mm, nepieciešams eh, vadmotīvs, kas iedvesmo īstenojumās politikas. Un, uh, Mm, tas ir tas, ko jums piedāvāju. Es ceru, ka mm, parlaments, un esmu pārliecināts, ka eh, parlaments eh, arī iesaistīsies un strādās pie reāls mājokļu politikas, kas mm, visos eh, līmeņos parādīsies, nu, un Eiropa būs šī modeļa iedvesmotāja. Paldies! Muito obrigado, Sr. Comissário, e com esta intervenção termina este nosso. Paldies, komisāra kungs! Ar to debats noslēdzas, un tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir pēdējais mm, šīs dienas sesijā. Vienu minūti ilgas uzstāšanās. Reglamenta 172. pants. Kolēģiem lūkšu ievērot noteikto runas laiku. Pirmajam došu vārdu Ivanam Štefanekam viena minūte, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Patreizajā situācijā, kad mums Eiropas komisijas sastāvs ir apstiprināts, man ir liels prieks, ka Eiropas parlaments ir skaidri norādījis, ka tas nepacietīs interešu konfliktu, un es domāju, ka tas ir labs signāls arī mūsu pilsoņiem. Uh, Eh, šodien tika runāts par komisijas programmu un prioritātēm, un eh, šeit gribētu runāt par vienu no tām. Tas ir MVU situācija. Tātad šeit ir jādomā par lauksaimniekiem, par IT darbiniekiem, cilvēkiem, kas strādā ģēntehnoloģijas jomā, un es domāju, ka vislabāk mēs viņiem palīdzētu tad, ja mēs samazinātu administratīvo slogu. Ja mēs eh, veidotu uh, šo digitālo vienoto tirgu, ja mēs ļautu cilvēkiem vieglāk piekļūt informācijai, avotiem. Un MVU ir mūsu ekonomikas mugurkauls, un mums ir jāpalīdz eh, viņiem. Paldies! Tālāk es došu vārdu Ivo Hristo kungam vienu minūtu lūdzu. Уважаеми господин председател, преди... Paldies, priekšsēdētāji. Apmēram pirms mēneša milzīgs atkritumu daudzums, kas bija jāsadedzina Bulgārijā, tika apturēts Itālijā. Un eh, tika konstat konstatētas saites ar Itālijas mafiju. Mēs redzam, ka organizētā noziedzība ļoti labi izmanto esošo situāciju, jo atkritumu maršrutu uh, izmanto arī citu uh, Uh, vielu un lietu kontrabandai. Bulgārijas pilsoņi uh, negrib, ka viņu zeme tiek pārvērsta par atkritumu izgāstuvi. Es gribu aicināt veikt pasākums nekavējoties, lai kontrolētu atkritumu kontrabandu Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Tālāk eh, došu vārdu Judītei Buntīngas kundzei. Vienu minūtu lūdzu. 2000... 2018. gadā Kipra ratificēja Stambuls konvenciju, kurā ir teikts, ka uh, Cietušo tiesības ir jāaizstāv visās izmeklēšanas stadijās, un eh, tiesai ir jānodrošina, ka cietušie tiek uzklausīti un ka viņu viedokļi un vajadzības un bāžas tiek prezentēts. Pagājušajā nedēļā eh, Britu eh, pusauds tika sodīts Kiprā un tik, viņam tika pie, piespriests četri četru, eh, viņai tika piespriest četru mēnešu eh, ieslodzījums par to, ka viņa ir sniegusi nepatiesu liecību eh, izvarošanas apsūdzībā. Un viņas aizstāvji Mm, centās, lai tiktu uh, pārskatīts šis lēmums, bet tiesājošais tiesnesis uh, atteicās to darīt. Uh, cietusī, uh, kura vēlāk pārvērtās par uh, apsūdzēto, teica, ka viņai nav ticis nodrošināts advokāts un vajadzīgā juridiskā palīdzība. Ja mēs visi uh, aicinām Stambulas konvencijas uh, ratificēšanu, nu, tad ir jānorāda, ka Kiprā tas netiek nodrošināts un Kiprai ir jāraugās, lai visas apelācijas prasības tiktu izskatītas augstākajā tiesā. Paldies, tālāk dodu vārdu Silvijai Sardonskundzei vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šeit ir pārmas šķīņķis. Tā ir Itālijas delikatese, uh, bet mēs redzām, ka uh, pēc uh, barības vielu skaitītāja, eh, šī ir neveselīga pārtika, bet tajā pat laikā te mēs redzam arī eh, zaļo marķējumu, kas liecina, ka produkts ir vērtīgs. Tālāk šī Itālijas eh, um, Boloņas mērce, kas tiek izmantota uh, makaroniem pagatavošanai, arī šeit mēs redzam pretrunīgu marķējumu. Uh, mēs redzam, ka veselīgi un dabiski produktu, kā piemēram pārmašķīņķis vai uh, tiek uh, vai uh, olīveļa augst, augstā spieduma olīveļa tiek vienkārši izmesti uz uh, ielas, izšķērdēti, tiek pasludināti par veselībai. Uh, nelabvēlīgiem, bet mēs cīnīsimies, lai itāļu produktu tiektu aizstāvēt un lai tiem tiktu piešķirta vajadzīgā vieta mūsu uzturā. Paldies! Ja es gribu teikt, ka vienu minūšu runu laikā nav zilā skatīts jautājums, tādēļ došu vārdu tagad Magidam Magidkungam. Yeah. Friends, assalamu. Mīļie draugi, assalamu alaikum! ASV prezidents publiski atkārtoja safantazētu informāciju par kara noziegumiem Irānā. Taisnība ir tāda, ka Trumpam faktiski Amerika nerūp. Viņš kā tāds plasmasas mafijas boss eh, rūpēs tikai un vienīgi pats par sevi, un tāpēc, mīļie tautieši, eiropieši, eh, pasaules miera vārdā un taisnīguma vārdā es aicinu Eiropas Savienību noteikt sankcijas tieši uh, pret šo kara meklētāju. Tas ir vienīgi, te, vienīgais, ko viņš salīdzinoši nedaudz saprot, ir tikai tas, kas viņu pašu, kas viņam nodara finansiālu kaisen, kaitējumu. Iesaldēsim viņa Eiropas aktīvas, uh, aktīvus un īstenosim eh, sankcijas pret viņu iemīļotajiem golfa eh, laukumiem šeit Eiropā. Šāda veida kara noziedznieki nedrīkst vinēt, bet lūdzu runāsim par cerību, runāsim par mieru, par miera cerību, par godību, cerību uz godīgiem prezidentiem. Amerikā ir vajadzīgs šāds varons, lai atteiktos beidzot no šī kara un terora, ko īsteno pašreizējais prezidents. Šis jaunais varonis varētu būt Bērnijas Sanders. Paldies! Muito obrigado. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu kolēģim Čārlijam Veimersam. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, paldies priekšādātāji. Fonderlajens un es konference par Eiropas Savienības nākotni faktiski nav leģitīma. Kārtējo reizi tas ir atkal gadījums, kad elite īsteno kaut kādu izgāzušamies projektu. Vē, mērķis ir tikai tālāk kom kompetences un pilnvars nodot Eiropas Savienībai no dalību valstīm. Tam nav nekāda publiska un tautas atbalsta. Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienībai taču ir tāds kā brīdinājums zvans. Um, arī šī eiro krīze un migrācijas krīze tāda ir. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība Savienību būtu vienkārši elastīga sadarbības forma starp suverēnām valstīm. Šāda starpvaldību konference, kurā dalībvalstis sēžas pie galda un sagatavo jaunu kārtējo līgumu, uh, Eh, nu, tikai tas ir iespējams, tas būtu demokrātiski, un nu, tad šādu ceļu arī izvēlēsimies. Man vienkārši aizdomas, ka ļoti daudz, daudzi neievēros kārtējo reizi līgumos noteiktos eh, noteikumus šīs konferences ietvaros, un tas nozīmē, ka jūs atkal sastapsieties ar opozīciju. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu kolēģei Klērai Dalī uz vienu minūtu lūdzu. Liels paldies priekšādātāji! Gan drīz tieši pirms gada šodien sabruka um, dambis ar toksiskiem atkrumiem nogalino 272 cilvēkus Brazīlijā. Šī teritorija joprojām cieš no dažādiem kaitējumiem. Pro, protestanti jau kopš Ziemassvētku dienas vācas kopā, lai protestētu, lai pieprasītu aizsardzību arī citu dambju situācijām, jo arī tur pastāv risks, ka tie varētu um, plaisāt un sabrukt. Gal galā tā bija vācu uzņēmums, tas bija vācu uzņēmums, kas uzcēla šo dambi. Tā bija vācu kompānija, kas uh, nāca klajā ar drošības certifikātu un tieši Vācijas investīcijas un Eiropas Savienības līdzekļi visu šo projektu atbalstīja. Un tagad, kad mēs tiekamies ar EIB, viņi apsola kārtējo 100 miljonu eiro investīciju Brazīlijai, mums jāuzņems atbildību šo cilvēku priekšā, lai pārliecinātos, ka šādu noziegumu noziegumu nodarījumu pastrādātāji tiek saukti pie tiesas un kārtības, un savukārt visa veida tālākas investīcijas tiek piešķirtas tikai atbilstīgi visiem cilvēktiesību nolīgumiem, konvencijām un normām, un netiktu īstenot tikai peļņas gūšanas nolūkos, bet mūsu vārdā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vienu, uz vienu minūti vārdu Džūnai Alisonai Mumerei. Thank you, Mr. President. Paldies priekšsādātājiem! Vai kāds man lūdzu varētu pastāstīt, kāpēc Eiropas Savienība pieļauj um, šiem lielajiem traļiem darboties Lamanča kanālā? Tie piedara Nīderlandei vairāk kā 14 reižu lielāk par parastajiem zvejas kuģiem, un jau viņi ir radījuši milzīgas pretrunas. Piemēram, Dienvidamerikā viņi ir izmest no Austrālijas ūdekļiem, un viņi rada milzīgu pār, no, pār, pārzveju arī pie rietumu Āfrikas krastiem. Bet tagad viņi šeit braukā pa mūsu ūdeņiem. Šeit galu galā jau nav runa par to, ko noķer, ko viņi nozvejo, bet ko viņi nogalina šādi. Šajā Lamanča kanālā viņi apda, apdraud mil, tunču krājumus un citas zivis. Uh, Nu, rada ļoti būtiskus, ap, būtisku apdraudējumu arī delfīniem, bet šie zvejas kuģi šobrīd strādā šeit blakus mazajiem eh, jūras asaru eh, zvejas kuģiem. Jūras asara šobrīd ir zivi suga, kas pakļaut ļoti lielam riskam, un brītiem nemaz šo zivi nav atļauts zvejot. Un tieši šāda veida neatbilstīga zivsaimniecības pārvalciet pārvaldība ir rodus pie tā, ka zvejas, zvejas, zvejas saimniecības komisija ir pilnīgi izgāšanās. Beidzot būtu pienācis laiks mācīties no pagātnes kļūdām un aizliegt šāda veida jūras traļu, milzīgo jūras traļu izmantošanu. Austrāļi to nevēlas, Dienvidamerikāņi to vēlas, un mēs arī dzen ne. Paldies! Obrigado. Lielas paldies, saka priekšādātājs tālāk. Došu vārdu uz vienu minūti Trajanam Bašesku. Lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Mecanismul de cooperare și... Lielas paldies! Sadarbības un pārbaudas mehānisms tika ieviests attiecībā uz Rumāniju jau 2007. gadā. Sākotnēji tam bija četri mērķi. Pēdējais ziņojums attiecībā uz pagājušo gadu Um, nāca klajā ar vairāk kā 18 rekomendācijām, kas faktiski nu, liecina arī par regresu. Un, protams, šo ziņojumu gatavoja vēlēšana perioda laikā, kur mans mīļais draugs Frans Tim Timermans faktiski to visu kritizēja un īpaši jau par tiesiskumu situāciju izteica kritisks komentārs Rumānijā. Bet, lai būtu situācija korekta, es gribētu prasīt Eiropas komisijai tomēr pārstrādāt šo ziņojumu un nosūtīt neatkarīgus ekspertus uz mūsu valsti, kuriem nebūtu šeit jāklausa komisāram Timermansam. Paldies! Lies paldies! Tālāk došu vārdu Kārmenei Avramai uz vienu minūti. Lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Noul pact ecologic. Lielas paldies priekšādātāji. Jaunais ekoloģiskais pakts pilni, Romanijā pilnīgi noteikti ieviesīs tālākas korekcijas. Um, un mums nepie, tāpat laikam mums nepieciešams pārliecēties, ka izvairāmies no negatīvām sekām šāda veida tiesību aktu pieņemšanai Eiropā. Rumānijā mm, Piemēram, tika prasīts eh, slēgt traktuves. Mm. Eh, tas viss noveda pie traģiskiem rezultātiem. Da, radās milzīgas problēmas tīri sociālā ziņā. Eh, tūkstošiem cilvēku tika zaudētas darba vietas ģimenēs un tā tālāk. Ir pagājuši 16 gadi kopš brīža, kad šī prasība tika izpildīta, un profesionālā pārkvalificēšanās, jāsaka, nav notikusi īpaši vērā ņemumos apjomos. Un tāpēc es gribētu aicināt izmantot taisnīgās pārejas fondu, darboties neatkarīgi no kohēzijas fondiem, tam jānāk kā papildus līdzekļiem. Mm, un šis, eh, šie līdzekļi jāpiemēro tajos gadījumos, ka tas pieš, patiešām vajadzīgs, un turklāt jāpiedāvā arī tehniskā palīdzība. Mums jāpārliecinās, ka mēs nepalielinām nevienlīdzības starp rietumu un austrumu Eiropu. Paldies, tālāk došu vārdu Antonijam Hukam uz vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. 1946. gadā tika pieņemta eh, vēlēšana likuma, mēs faktiski pamazām uh, esam veidojuši šo kopējo Eiropisko platformu, kur ir miers un demokrātija. Tie lēmumi, ko jūs pieņemat šeit, ir ietekmējuši manu valsti un ietekmēs to vēl ļoti ilgi, un tāpēc Eiropas Savienības veiksma arī mums joprojām ir ļoti svarīga. Es domāju, ka Lielbritānijas atdalīšanās no Eiropas Savienības būs īslaicīga. Nesenajās vēlēšanās 53% vēlētāju pieprasīja, lai viņiem būtu vēlreiz teikšana attiecībā uz Brexit jautājumu. Un tāpat laikā Lielbritānijas iedzīvotājiem nākas dzīvot ļoti nepareizā vēlēšana sistēmā un nepareiz, tur, kur notiek neatbilstīgs vietu sadalījums. Gandrīz visas šīs vietas piedara kaut kādiem eh, vīriešiem, britu vīriešiem, kas dzīvo ārpus Lielbritānijas, kas ir bagāti, un, un turklāt partiju ietekmē dažādi veidi neierobežoti finanšu avoti, ziedojumu avoti un tā tālāk. Dzirdējām pat par Krievijas iejaukšanos. Laika gaitā es domāju, ka mēs eh, Mm, tomēr eh, atjaunosim savu demokrātisko vietu Eiropas Savienībā laika gaitā. Paldies! Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Filipam Olivie uz vienu minūti. Passamos então eh, a Peter Kofod. Viņa nav uz vietas, nu tad tādā gadījumā Pīters Kofods Børnepenge, barselsregler, grænsekontrol, retten til danske dag... Noteikumi attiecībā uz maternitātes atļā, mm, atvaļinājumu, robežu kontroli piekļuva eh, pakalpojumiem. Nu, tie visi ir jautājumi, kuros Eiropas Savienība pārņem kontroli un neatstoja to eh, valsts rokā, mm, piemēram, Dānijas rokās ko, Eiropas Savienība vēlas kontrolēt ar vien vairāk un vairāk. Šķiet, ka vairs nav nekas tāds, kas Eiropas Savienība būtu svēts un kur tā nevēlētos jaukties iekšā. Tagad tā vēlas ne tikai kontrolēt, tā vēlas tagad šobrīd atņemt arī vēl mūsu karogus. Šķiet, ka ir pieņems lēmums, ka mūsu nacionālais kalo, karoks vairs nedrīkstēs atrasties uz mūsu galdiem. Man šis mans karoks uz mana galda nozīmē cieņas apliecinājumu valsts, manas valsts priekšā. Un tas ir tā ir arī pazemības paz, pazīme, pret, kur es esmu pazemīgs, to visu savu vēlētāju priekšā, kas man šeit iecēluši. Kā var Eiropas Savienība man tagad definēt un noteikt sprediķot, ko es drīkstu vai nedrīkstu darīt ar savu karogu? un tam līdzīgi. Es negrasos no, um, klausīt šos noteikumus. Es atceros, kādu solījumu devu pirms vēlēšanām. Vēlētājiem apsolīju, ka es iestāšos par nacionālo valsti un viņu suver, tās suverenitāti. Paldies! Nākamais runātājs Francisco Guerreiro. Obrigado, Sr. Presidente. Austrálija encontra. Paldies eh, priekšsēdētājiem. Austrālijā Mm, tiek piedzīvoti ugunsgrēki, mm, kur 28 mm, cilvēki zaudējuši dzīvību, tūkstošiem dzīvnieku cietuši, arī teritorijas izdeg, un tas eh, saistās ar klimata pārmaiņām. Valdība tajā pašā laikā veicina komerciālas, tirznieciskas, uh, Mm, politikas eh, ļoti piesārņojošām jomām, kā eh, lopkopība un ogles, un tas jāņem vērā. Mūsu tirzniecības jomā ir jāsamazina tirzniecības barjeras starp abiem blokiem, un mēs redzējām arī, ka mm, Kanādas eh, gadījumā mm, notiek noziedzīga naftas eksploatācija Merkosūrā, arī mežsaimniecības jomā tas notiek, bet tagad ir mm, jāliek eh, punkts tam, lai nebūtu tā, ka mēs nonākam pie tirzniecības eh, vienošanās par katru cenu. Paldies! Jorge Buhade Vilaba. Paldies, priekšsādātāji! E, nu, mm, Sasolī kungs pārkāpa manas tiesības. At, attiecīgi 165. pantam. Un trešais pants paredz procedūru, kā kļūt par eh, deputātu, un katras valsts eh, vēlēšana komisija tad piešķir šīs tiesības, lai eh, deputāts tiktu pieņemts, bet Sāsolī pieeja attiecībā uz uh, Mm, Puigdemona un Komīna kungu, kas ir bēguši no tiesām, ka viņi varētu tikt pieņemti šeit Eiropas parlamentā, un nu, tas uh, varētu mm, būt apdraudējums Eiropas Savienības tiesībām un mm, uh, likumdošanas aktiem, kas tiek pieņemti šeit. Es uh, nesaprotu, ko Sasolī kungs vēlējās darīt. Ja Spānijas tiesa parādīja, ka mums bija argumenti uh, un arī likums mūsu pusē. Un eh, tad es tikai vēlētos teikt, ka Sasolī kungs eh, veido bezprecedenta institucionālo konfliktu, eh, parlamentu nostāda ārpus likuma, un šis likums nav demokrātijas likums. Paldies! Jums ir tiesības uh, uz viedokli, bet Sasolī kungs nav pieņēmis eh, nevienu lēmumu. Viņš eh, iepazinās ar eh, Spānijas tiesu pieņemto lēmumu. Tagad došu vārdu Ferēras kungam. Vienu minūte. Paldies priekšsēdētāji Portugālē. Šajā desmitgadē mēs īpaši esam izjutuši antisociālo, antinacionālo Eiropas Savienības lēmumu ietekmi stabilitātes programma Trojka, kas ir iznīcinājusi tiesības, samazinājusi algas, mm, darba ņēmējiem izsaimniekojuši mm, valsts kapitālu, šantāžas un mm, iebiedēšana ar sankcijām notika tad, kad mēs vēlējāmies atgūt šīs tiesības un šos ienākumus. Šodien tiek runāts par deficīta ierobežojumiem, Un arī jūs paši runājat par eh, pārpalikumu. Mm, un tad ir tie, kas eh, to izmanto, lai tikai kļūtu bagātāki. Portugāles eh, tautai uzliekot par pienākumu mm, panākt labākus budžeta rādītājus, bet mm, kamēr cilvēku intereses nebūs svarīgas, tad uh, Mm, Eiropas Savienības intereses būs svarīgākās, un tas eh, viss nav pieņemams. Tagad eh, Šoidrovs kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies, kolēģi! Mm, es vēlētos apsveikt eh, Taivānas mm, prezidenti Čai Vai Vingu sestdienā es eh, pirms četriem gadiem ar viņu iepazinos mm, inaugurācijas eh, laikā. Mm, es redzēju spēcīgu sievieti, kas ved savu valstu pretī labklājībai. Ja runājam par attiecībām ar Ķīnu, viņa ļoti saprātīgi mm, reaģēja īstenojot Taivānas eh, cilvēku intereses, neprofit kritizējot Ķīnu, Daivāns vēlēšanas ir eh, demokrātijas pierādījums, tās ir brīvas mm, vēlēšanas. Mm, mm, kaut arī ir eh, pret salu vērstas raķetes, Ķīna izdara eh, vietēju un starptautisku spiedienu pēdējo mēnešu laikā Veičai prezidente ir saglabājusi vēs prātu. Viņa ir pieņēmusi uh, Mm, likumu mm, attiecībā uz iejaukšanos mm, vēlēšanās, un tieši tāpat kā mums ir arī šādi tiesību akti un attiecībā par dezinformāciju, un es domāju, ka Taivāna arī var mācīties no mūsu pieredzes un parauga. Paldies, tagad došu vārdu kolēģi Lukam Kohutam. Vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, eh, mēs eh, pieminēsim eh, augšsilēzijas traģēdiju, kas notika 1945. gadā un ilga trīs gadus. Aresti, vardarbība, cilvēku deportācija, izvešanu no Polijas, un šī traģēdija uh, maksāja vairāk nekā 90 tūkstoši uh, cilvēku dzīvības. Un augšsilēzijas uh, traģēdija vēl nav eh, kļuvusi par eh, kopīgi pieminamu dienu. Par to būtu jāmāc gan Polijas, Vācijas, Čehijas skolās, Eiropas skolās. Un mums vajadzētu atgādināt visiem bērniem Eiropā eh, par reģionālismu, un es domāju, tas ir labākā, tā ir labākā atbilde nacionālismam. Paldies! Paldies. Tagad Džeina Brofī, viena minūte. Mm, Tā ir viena no pēdējām plenāra sesijām pirms apvienotā karalīste izstājas no Eiropas Savienības. Uh, Var jau būt, ka mēs dodamies projām, bet tas eh, lielā mērā ietekmēs mūsu nākotni. Šodien parlaments apsprieda uh, traģiskos. Uh, krūmāju ugunsgrēkus Austrālijā, Ziemeļjorkšīrā, Ziemeļanglijā cilvēku mājokļus izposta plūdi. Eiropas Savienība piedāvāja tūkstošiem mm, mārciņu palīdzībai, bet apvienotā karaliste to noraidīja. Tāpat arī Britu eh, pludmales bija piesārņotas, un tagad 40 dienas eh, gadus vēlāk eh, ir 99% no pludmaļu, kas tiek uzskatīts par mm, drošām peldēm, un tas ir pateicoties Eiropas Savienības finansējums. Vai mēs varam uh, Eh, uzticēties Džonsonam, ka viņš eh, pārūpēsies par to, lai eh, pludmales ir tīras, putni izdzīvo. Kas tad palīdzēs mums, kad atkal būs plūdi? Eiropas Savienība valsts investēt kopīgā nākotnē mūsu mm, bērniem, bet šīs klimata problēmas ir brīdinājums par to, ka mm, šīs problēmas būs bez robežām. Un katram ir jāaizsargā mūsu planēta no vidas sagraušanas, un apvienotā karaliste e, ir krietni sliktākā situācijā bez Eiropas Savienības. Muito obrigado. Lielas paldies. Tagad došu vārdu Staņislavam Bokakam, Polčakam. Viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Parasti var teikt, ka mm, pēc mm, šādām situācijām nu, Eiropas Savienība iesaistās daudzās jomās, reizēm veiksmīgāk, citreiz netik veiksmīgi, bet tur, kur tā pietiekam neiesaistās, jāsaka, mm, te jāpiemina tieši politisko partiju finansējums. Pilnībā pietrūkst caurspīdīgumu, vairākās dalību valstīs nav obligāts uh, finansētāja reģistrācijas prasības vairākās dalību valstīs. Un tad tas rada grūtības eh, valsts iestādēm, bet arī pilsoņiem. Mm, jo ir virkne gadījumu, kur mm, valsts politiskās eh, sistēmas eh, ir tur trojas zirgi un ietekmes no Krievijas un arī Ungārijā un Austrijā. Mm, šādi gadījumi un tāpat arī citu vietu, un ir svarīgi, lai Eiropas, mm, sa, ka Eiropas Savienība sāk izpētīt eh, šīs eh, mm, lietas. Liels paldies! Un tagad došu vārdu Botoš Vlad cimirus. Paldies priekšsādātāji. Rumānijā ir ļoti uh, daudz vēža gadījumu. Pacienti nesaņem pašu labāko aprūpi šajos gadījumos un ģimenēm ir jācīnās. Es zinu, ko tas nozīmē, kad ir jāsaskanrās ar šādu slimību. Es zinu, ko tas nozīmē, kad ir jācīnās pret sistēmu, kas nevēlas uh, palīdzēt, eh, bet gluži pretēji. Un šī iemesla dēļ es domāju, ka ir vērts par to runāt Eiropas parlamentā. Ir eh, jābūt pēc iespējas vairāk eh, tādu projektu, mm, kuru mērķis būtu profilakse, un tā ir daļa no mūsu kompetencēm. Mēs to esam parādā mūsu vēlētājiem, kā novērst šīs slimības mm, Ir eh, skaidrs, ka pārmērīgs piesārņojums, eh, slikta pārtika ir mm, eh, faktori, kas var radīt vēzi. Eiropas pilsoņu veselībai ir jābūt mūsu mm, galvenai tēmai. Rīkosimies atbilstīgi. Paldies! Tagad Evžens Tomaks. Vienu minūti. Paldies uh, priekšsēdētājiem! Šovakar vēlos uh, uzstāties par paplašināšanās politiku. Mm, pēdējā laikā Eiropas Savienība ir vērsus savu uzmanību uz Rietumu Balkāniem. Nesen arī apmeklēju Serbiju, redzēju, ka mm, pirms uh, septiņiem gadiem Rumānija bija izvirzījusi kā nosacījumu minoritāšu tiesību aizsardzību, bet uh, secināja ļoti nopietnu problēmu. Rumāņu minoritāte, kas dzīvo šajā valstī, vairāk kā 300 tūkstoši cilvēku, mm, viņu tiesības netiek ievērotas, viņiem nav piekļuvis uh, izglītībai rumāņu mm, valodā, mm, un uh, serbi, kas runā rumāniski, uh, ir bez saviem mēdījiem. Ir pat aizliegums celt Rumāņu baznīcu. Turklāt šī baznīca šobrīd ir drupās un ir aizliegums to atjaunot. Tad, nu, lūdzu Eiropas komisijai parūpēties par to, lai um, Nacionālo mirat minoritāšu tiesības šajās valstīs tiktu ļoti rūpīgi uzraudzītas. Bija arī vienošanās, kas parakstītas ar Rumāniju un Sērbiju. Ārlietu ministri pirms septiņiem gadiem par to vienojās, bet mm, vienošanās netiek ievērot, un tas nav pieņemams kandidāta valstī Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Džons Hovards, viena minūte. President. Paldies priekšsēdētājiem! Pārstāvot uh, savus vēlētājus, es gribētu uh, pieprasīt, lai šis jautājums tiktu ierakstīts uh, protokolā. Uh, Mēdījos tiek ziņots, ka jauna britu turiste, kura vērsās policijā, lai sūdzētos uh, par grupveida izvarošanu mm, Kiprā, uh, viņa vēlāk atsauca šo sūdzību pēc tam, kad policija desmit stundas, desmit stundas bija viņu nopratinājusi bez juridiskās uh, palīdzības nodrošināšanas. Un viņai tika piešķirts četru mēnešu nosacīts cietumsots par nepatiesas liecības sniegšanu. Mēs visi esam vienlīdzīgi pilsoņu Eiropas Savienībā. Ieskatoties šajā lietā, man šķiet, ka šeit uh, ir liecības par to, ka procesuālās prasības nav tikušas ievērotas. Es saprotu uh, nosacīt nosacītā soda realitāti, tomēr es eh, pacelšu šo jautājumu eh, sarunās ar saviem Kipras kolēģiem. Šis jautājums ir jāizskata apelācijas tiesā, un mums ir jāraugās, lai sieviešu tiesības tiek garantētas pilnīgi visur Eiropas Savienībā, ne tikai atsevišķās dalībvalstīs. Paldies! Paldies! Tālāk dodu vārdu Kristīnai Meistrei Martīndel Almagro vienu minūti. Mm, paldies! Mm, demogrāfiski izaicinājums un novecošanās ir viens no lieliem izaicinājumiem. Arī tas, ka jaunieši pameta lauku reģionus, ir daļa no šīs parādības kopumā, bet ne vienīgās. Līdzsvars starp apdzīvotām un uh, Mm, pilsētu zonām ir jāpanāk. Tāpēc atgādināšu par Eiropas institūciju atbildību, novērst nevienlīdzību un nodrošināt eh, to, ka visiem pilsoņiem ir piekļuva pak pil pamata pakalpojumiem neatkarīgi no dzīves vietas. Un līdz šim brīdim KLP, FEDER, sociālais fonds ir finansējuši noteikts rīcību politikas. Uh, Mm, kas vērstas uz eh, to, lai novērstu mm, to, ka mm, notiek šo vietu pamešana, bet ir jābūt arī finanšu atbalstam atbilstīgi jaunajai realitātei, kā, ar kādu saskaras 21. gadsimta sabiedrība. Piemēram, jauno tehnoloģiju veicināšana, digitalizācija lauku reģionā eh, ar ātriem tīkliem. Jābūt arī ilgspējīgai attīstībai. Uh, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Beig beigās vēlētos lielāku elastību, apņemšanos un mm, jāķeras tam visam klāta, lai īstenotu visu šos apņemšanās, kas saistās ar eh, demografisko izaicinājumu. Paldies! Um, Paldies, un tagad eh, došu vārdu pēdējām deputātām, deputātei Sunčanai Glavakas kundzei lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mierena odgovoriti. Vēl mm, es vēlētos teikt, ka tikai spēcīga Eiropa var reaģēt uz mm, pasaules izaicinājumiem, tāpēc arī ir mm, attiecīgas Horvātijas prezidentūras prioritātes. Uh, Es vēlētos runāt par spēcīgu Eiropu izaicinājumiem pilnā pasaulē. Es domāju, mēs visi vēlamies tādu Eiropu, kas attīstās tā, ka mm, bagātie, nābagie, spēcīgie, vāji ir ar vienādām iespējām, lai būtu iespējams pilnībā izmantot savu potenciālu Eiropā. Uh, un lai eh, mēs balstītu uz saviem pilsoņiem, lai pilsoņi varētu infor, gūt informāciju par to, kas notiek šajā namā, kas ir viņu nams ar Eiropas strateģisko eh, plānu. Mums ir arī demogrāfiskās rīcības paredzēts ar Šuicas kundzi un eh, Eiropas nākotnes konferences. Tātad Eiropa, kas aizsargā ietekmīga Eiropa. Mēs vēlamies turpināt pastiprināt Eiropas pozīciju, mm, šī vecā kontinenta pozīciju, kas spēlē uh, Mm, ļoti spēcīgu lomu, kam ir jābūt spēkam, lai stātos pretī nākotnes izaicinājumiem. Nešaubos, ka Horvātija parādīs to, ka mēs esam tam gatavi, rītdien uzzināsit ko vairāk. Tie, kas dosies uz Horvātiju, ceru, ka redzēsit, cik